Einen wunderschönen guten Morgen. Lielisku rītu jums visiem, godātie kolēģi. Līdz ar to sāku sanāksmi šo ceturtdienu. Un pirmām kārtām gribu jums nakt klajā ar informāciju. Spānijas attiecīgās varas iestādes ir informējušas um, Eiropas parlamentu par tātiebios imunitātes um, jautājumu. Uh, lai varētu, un lūdzu to atcelt, lai varētu īstenot par to attiecīgu tiesas procesu. Un mēs šo jautājumu nodosim jūrī komitejai izskatīšanai. Līdz ar to nonākam pie darba kārtības pirmā punkta, un tas ir mutiskais jautājums komisijai - stratēģija no lauka līdz galdam. Lauksemnieku un lauku apgabalu galvenā loma. Jūs jau zināt, ka jūs varat pieteikties arī zilo kartīšu jautājumiem, brīvā mikrofona procedūrai, gan vec, pēc vecās procedūras, gan elektroniski. Un vispirmām kārtām došu vārdu jautājumu uzdevējam. Paldies priekšādātāji. Komisāra kungs. Lauksaimniecība patiešām ir kaisma. Lauksaimniecība tas nav tikai tāds, tāda profesija kā visiem vai amats kā visiem citiem, kur katrs paveic savu darbu um, un pēc darba dodas mājās, tāpēc, ka grib mazliet uh, nu, aiznest mājās naudiņu, ko uzturēt ģimeni. Nē, lauksaimniekiem ir burtiski misija, uzdevums. Viņi vēlas nodrošināt vislabākos, visaugstvērtīgākos, ilgspējīgākos pārtiks produktus saražot mums, un to viņi dara jau šobrīd. Viņi vēlas palīdzēt patērētājiem apgādāt viņus tiešām ar vislabāko uzturu, kas iespējams. Un Viņi paši savu saimniecību attīsta tālāk, vēlas šo saimniecību attīstīt tik tālu, lai nu, pēc tam to nodotu nākamajām paudzēm. Nereti piedzīvojam tādus stāstus, kur no paudzes paudzē tiek nodotas šīs lauku sētas, cilvēki strādā tais pašos laukos, tais pašās mājās. Um, un turpina šo tradīciju. Nu, un var jums pastāstīt pats no savas pieredzes, ka ta, šāda veida mm, jautājumi prasa kaismi. Man šobrīd ir 42 gadi, un aiz manis ir jau tāds pamatīgs darba laiks. Pavadīts daudzi gadi, un es esmu strādājis arī savu vecāku uzņēmumā jau no bērna kājas. Es esmu barojis eh, mūsu laukos ētā teļus, esmu eh, ņēmis eh, mēslu dakšu rokā, esmu tiešām palīdzējis daudz ko tā, lai palīdzētu šai saimniecībai plaukt un attīstīties. Un lai arī turpmāk mēs varētu ražot eh, labus pārtiks produktus. Un es jums pateikšu tā, tas nevienmēr ir bijis vienkārši. Nē, kamēr citi vasarā devās peldēties uz upi, man vajadzēja iet uz lauka un vākt ražu vai darīt citas lietas. Bet tāpat laikā var teikt, ka tas bija šī iemesla, tas bija iespējams tāpēc, ka man bija tāda pārliecība, bet bija arī atzinība, ko saņēmām par šo darbu. Ja šādā veidā es strādāju, tad pret mani tika es izjūtu arī respektu Eh, par to, ko esmu izdarījis. Un tieši šis respekts, šī atzinība ir tā, kas šobrīd pietrūkst lauksaimniecībā, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem politiskajās debatēs, kad spriežam par lauksaimniecību. Nedrīkstam šos lauksaimniekus vienkārši visu laiku vainot par klimata pārmaiņu veicināšanu, vides piesārņošanu, vēl nesko. Nē, mums ar viņiem jārisina sarunas, mums ir jārunā ar viņiem un jāsaka, lūk, jūs veicat izcilu darbu, bet mēs varbūt varam vēl ko vairāk šeit šeit uzlabot, un varbūt mēs varam jums palīdzēt vēl kvalitatīvāk rīkoties tā, lai turpmāk nu, nevis, nevis uzsākt kaut kādu aizliegumu jūru un un tam līdzīgi. Nē, mums ir jādod viņiem motivējoši eh, elementi, jāveido atbilstīga veicināšanas sistēma, tā lai viņi, piemēram, veido šo bioloģisko humus, kas veicina klimatu pārmaiņu mazināšanos, lai viņi, piemēram, dažādākas augu su, šķirnes sēji un stāda, lai viņi kultivē citas kultūras, lai šī daudzveidība veidojas, un lai mēs Eiropā, kam ir ļoti augsta kvalitātes standarta šai gadījumā, palīdzam lauksaimniekiem to vēl tālāk aizsargāt. Tam vajadzētu būt jautājumam par to, kā mums to panākt, kā mums panākt to, ka citi mums seko, kā piemēram pasaulē, izvēlas mūs kā paraugu, nu, piemēram, lai tālāk arī tirzniecības nolīgumos eh, šie m, eh, ražošanas standarti parādās ne tikai preču standarti. Tas ir centrālais jautājums. Un turklāt, jā, šis lauksaimniecības diskusijas diskusijas centrā jāliek vēl viens jautājums, respektīvi ir jādomā arī par patērētāju Kad mēs, ja mēs sākam šādu pārveidas procesu, tad jāizglieto arī mm, jāiz, un jāmaina arī patērētājs. Manā valstī 72% patērētāju saka, lūk, es esmu gatavs maksāt vairāk par labo dzīvnieku labturības praksi, par kvalitatīviem produktiem, bet tajā brīdī, kad nonākam veikalā, tad, diemžēl, tikai 16% vairs ir gatavi, ko piemaksāt par kvalitatīvākiem produktiem. Tad, tad no vienas puses politika arī Eiropas Savienības līmenī, bet no otras puses jādomā arī par patērētāju izglītošanu, par pārmaiņām viņu mentalitātē, tā lai viņi būtu gatavi vairāk maksāt par ko kvalitatīvāku. Pagājušajā nedēļas nogalē tikos ar pieciem lauksaimniecības jomas pārstāvjiem un Viņi visi man teica, ka, lūk, lauksaimnieki ir iedzīti stūrī, viņiem neļauj rīkoties, viņi uh, Eh, vēlējās, lai šais debatēs pasaka, ka mums ir jāsaprot, ka mums vajadzētu arī viņus pārliecināt, ka viņi nevis daļa no problēmas, bet daļa no risinājuma. Un tāpēc arī šai parlamentā, šajās debatēs šodien mums jādomā par to, ka lauksaimniecībai ir īsta vērtīga vieta, lauksaimniekiem ir šī vērte, un tas par to mums jāceras arī tad, kad strādājam tālāk par eh, šo stratēģiju no lauka līdz galdam. Paldies par uzmanību! Paldies, paldies, saka priekšsādātāji! Nākamais uzstāsies komisārs Vojčehovskis. Lūdzu. Pani Ševolničonsā, e, dziękuję. Lielas paldies priekšādātāji. Lielas paldies e, arī jums, Norbert Līns, un paldies arī visiem agrī komitejas deputātiem par to, ka šīs nozīmīgās debatas organizējat tas tiešām tiek vērtēts ļoti augstu. Arī lauksaimnieki to, novēr, to vērtē atzinīgi. Gribētu jums atgādināt, ka šī stratēģija no lauka līdz gadam šobrīd vēl nav stājusies spēkā. Jāsaka, ir bijusi kavē, kavēšanās, martā būs sīkāka informācija par to, bet kaut kas par to jau ir zināms. It īpaši tāpēc, ka ir jau pasludināts Eiropas Savienības zaļais kurs, un tas ietver ambiciozu plānu ilgspējīgas pārtiks produktu ražošanā. Eiropas lauksaimniekiem šajā gadījumā spēlējama nozīmīga loma. Šie strateģiskie plāni iestrādās tālākas ambīcijas, kas aptvers, piemēram, ierobežot ķimikāliju un pesticīdu izmantošanu lauksaimniecību. Arī dzen noteiks regulējumu mēslojumu un antibiotiku izve, iz, piemērošanā tā, lai mēs varētu vairāk koncentrēties uz bioloģisku lauksaimniecību, ekoloģisku lauksaimniecību, norošināt labāku augsnes, gaisa kvalitāti, ūdens kvalitāti un tā tālāk. Par šos pamatos mēs varētu teikt, ka lauksaimniekiem būs, nāksies ražot ilgspējīgi un viņiem nāksies vienlaikus veicināt arī dažādus ar veselību saistītus jautājumus, vienlaikus mazinot klimata pārmaiņas. Tas ir ambiciozs plāns, bet tas būs arī ar savām izmaksām. Un te nevaram lauksaimniekiem ienaidniekus atstāt vienkārši pašus savā mm, vaļā, lai viņi cīnās. Nē, mums viņiem jāpalīdz. Desmit miljonu polijas lauksaimnieku nodrošina pārtikas nekaitīgumu, pārtikas apgādes drošību 450 uh, eh, miljoniem eh, cilvēku visā Eiropā. Mums viņiem vajadzētu teikt par to paldies, vajadzētu teikt par to paldies katru dienu, par to, ka viņi ir gatavi strādāt šais laukos, viņi ir gatavi risināt visus ar augsni un dzīvnieku labturību saistītos jautājumus, jo šādu cilvēku, diemžēl, kļūst arvien mazāk sastopamies ar milzīgu problēmu. Nav iespējams vairs nodot no paudzes paudzē šo profesiju, īpaši lauku reģionos. Eh, tas kļuvis nepopulāri. Pārtikas nekaitīgums taču ir ārkārtīgi svarīgs joprojām. Tas tā ir tikpat svarīga drošība, kā, piemēram, eh, nezinu, ārlietās vai robežu drošība. Mums ir jārūpējas par saviem lauksaimniekiem jāļauj viņiem eh, strādāt labos darba apstākļos, un tas ir gan KLP, gan citu Eiropas Savienības politiku pašā centrā. Es gribētu teikt jums, godātie deputāti, paldies par tiem jautājumiem, ko iekļāvāt šais debatēs, piemēram, par to, kā komisija grasās nodrošināt, ka mm, cilvēki, kas dzīvo un strādā lauku apvidos, tomēr um, tiek iesaistīti šai nākotnes problēmu risināšanā, kā garantēt atbilstīgu iztiku, atbilstīgus ieņēmumus un darba apstākļus lauksaimniekiem. Un kā mainīt politisko stratēģiju šo mērķu sasniegšanai? Tie ir jautājumi, ko arī lauksaimnieki paši uzdod. Nesen tikos ar daudziem lauksaimniekiem Horvācijā, Horvātijā, Vācijā, Austrijā, tāpat arī Polijā, tikos ar zemniekiem. Uh, un pavisam drīz grasos doties arī uz Franciju un tikties ar zemniekiem. Tāpat arī citas valstis ir man apmeklējuma plānā. Tikšos arī ar Eiropas lauksaimniecības federācijas pārstāvjiem. Un jāsaka, visi šie cilvēki saprot, ka ilgspējīga pārtiks ražošana ir nepieciešama. Un, ja ilgtspējība šobrīd netiek nodrošināta, nu, piemēram, notiek uh, Um, koncentrēšanās eh, tieši uz intensīvu pārtiks ražošanu, tad tas jau nav tāpēc, ka viņi to nevēlētos, bet tāpēc, ka ir tādas ekonomikas apstākļi un viņi ir bijuši spiest šādā veidā rīkoties, lai vienkārši izdzīvotu. Zemniekiem ir nācies iesaistīties krietni intensīvākā ražošanā, un mums tagad jāpalīdz viņiem šī situācija mainīt lauksaimniecībai atkal jākļūst par lauksaimniecību. Tā nedrīkst būt tikai tāda rūpniecības ražošanas nozara. Nē, ņemot vērā Eiropas zaļo kulsu un šos mēķu stratēģijā no lauka līdz galdam, atcerēsimies, ka tas, šo mērķu sasniegšana nav iespējama no tādu spēka pieeju, bet tikai ar tiešām tādu saprātīgu palīdzības sniegšanu, kas nozīmē arī atbilstīgu KLP budžetu, tā lai tiktu ņemti vērā nākotnes problēma jautājumi. Tam jābūt spēcīgam, taisnīgam budžetam, kas sadalīts taisnīgi. Un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka pastāv tāda apziņa par to, ka šāds budžets ir vajadzīgs ne tikai komisijā un parlamentā, bet arī dalību valstīs. Trīs ministri no Vācijas, no Francijas un arī zem no Spānijas nāca klajā ar deklarāciju, un jāsaka, tā man šķiet visai interesanta un pievilcīga. Esmu ar to ļoti apmierināts, kurā viņi saka, ka mums ir vajadzīgs vairāk budžeta KLP ietvaros. Un 27. janvārī lauksaimniecības ministru padomē lielākā daļa ministru pauda līdzīgu viedokli. Es šo viedokli arī dzen atbalstu. Mums ir vajadzīgs tāds pamatīgs KLP budžets, kam turklāt, kā jau teicu, jātop taisnīgi sadalītam. Mēs ceram uz šo ambiciozo mērķu sasniegšanu zaļajā kursā, un tam ir vajadzīgs atbilstīgs finansējums. Mums turklāt nepieciešama līdzekļi arī dažāda veida ekoshēmām pirmā pīlāra ietvaros, it īpaši valstīs, kur, piemēram, ir ļoti zems tiešo subsīdiju līmenis. Mums tāpat nepieciešams kaut ko darīt arī dzīvnieku labturības uzlabošanā un vides jautājumu risināšanā otrā pīlāra ietvaros. Tas ir svarīgi savukārt vēl vienai citai grupai valstu. Uh, Tāpat vēlamies pārliecināties, ka lauksaimnieki zina, ka šī ilgtspējība ir ļoti nozīmīga. Nu, tā piemēram, tajā ir vērts īstenot mazāk intensīvu ražošanu un brīvprātīgi pāriet pie dažāda veida labklājības un labturības jautājumiem, bet tam ir vajadzīgi līdzekļi. Un mana loma ir par to runāt daudz un dikti, jo mums tiešām jāpieņem ļoti nozīmīgi mm, lēmumu attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu jau pavisam drīz. Turklāt tas viss ir saistīts arī ar cieņpilnu attieksmi pret lauksaimniekiem. Viņi nav tā problēma pati par sevi, nē. Viņi ir mūsu partneri, kas ļauj mums kopīgiem spēkiem īstenot mūsu priekšā noliktos uzdevumus arī sociālajā jomā, un es esmu pārliecināts ka viņi pilnībā atbalstīs šīs pārmaiņas, šīs pamata pārmaiņas, um, ja viņiem palīdzēsim. Paldies, Eiropa, eh, es atvainojos, paldies eh, par jūsu atbalstu. La, Eiropas lauksaimniecībai jābūt patērētājiem un lauksaimniekiem draudzīgai. Un, lai to visu panāktu, mm, šai politikai jābūt draudzīgai pret lauksaimniekiem un taisnīgai. Paldies par uzmanību! Vielen, vielen Dank. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Pirmām kārtām, pirmajā kārtā došu vārdu nu, politisko grupu pārstāvjiem, vispirms tautas partijas vārdā Herberts Dorfmans, lūdzu. Godātie kolēģi, godātais komisāri. Labi, ka šodien runājāt par šo tēmu, un, protams, ka mums ir jācīnās par to, ko jūs runājat. Man reizēm rodas iespējas, ka viens otrs domā, ka šī stratēģija no lauka līdz galdam faktiski kaut kur aiziet garām lauksimniekiem vai varbūt tiek vērsta pat pret viņiem. Un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka jūs šodien komisāra kungs esat šeit, jo Timermans kungs šodien nevarēja būt klāt. Un tas savukārt liecina par to, ka šāda veida mm, domu gājiens arī komisijā reizēm pastāv. Nu, te grib izteikt zināmas eh, projekt, projekcijas. Nu, ja mēs pietiekam aktīvi ne nesastrādāsimies ar lauksaimniekiem, tad šī stratēģija faktiski būs kā skriešana ar pieri sienā bez rezultātiem. Nu, šobrīd šķiet, ka lauksaimniekus vainojam par pilnīgi visu bioloģisko daudzveidīgu zubumu, klimata pārmaiņām, ķimikāliju izmantošanu, antibiotiku, rezistenci un tā tālāk, bet tāpat laikā situācija ir pilnīgi citāda. Lielākoties lauksaimnieki un zemnieki drīzāk um, domā vienkārši par to, lai viņi varētu ekonomiski izdzīvot, iztikt, lai viņi ir atrastu nākamo paudzi, kas pārņem viņu darbu, un viņi, jāsaka, jau tāpat rīkojas krietni ilgspējīgāk nekā viens otrs cits kopējā ekonomikas atradu apritē un viņi rada tos pārtikas produktus, kas mums kā patērētājiem ir vajadzīgi. Viņi domā par to, lai tie būtu vēl veselīgāki, ilgspējīgāki, lai ir tā, ka patērētāji dodas uz veikalu un var eh, šos, šīs preces tur dabūt, bet, nu, jāsaka, tās šobrīd ir par pārāk lētu cenu. Situācijā daudz ko iespējams uzlabot. Es domāju, ka šai stratēģijā varam runāt gan par augu aizsardzību, pesticīdiem, ilgspējību, bet tas jādomā vienlaikus arī atmanot, atminoties par uh, eh, lauksemniekiem, par pētniecību, par zināšanu apmaiņu, jo tikai tādā veidā šos problēmu jautājumus atrisināsim. Un es domāju, ka pašos pamatos mums ir vajadzīga šī alianse, partnerība ar lauksaimniekiem. Un mana partija iestājas tieši par šāda veida rīcību. Mums jāiet ar viņiem roku rokā, lai varētu situāciju kopumā uzlabot. Paldies! Lielas paldies kolēģim Dortmanam! Tālāk došu vārdu kolēģim De Castro. Viņš pārstāv sociālistu un demokrātu grupu. Lūdzu. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Bez eh, mūsu lauksaimnieku apņēmīgas iesaistīšanas, jebkādi centieni mazināt klimatiskās izmaiņas eh, kļūst nerealizējami. Tādēļ šodien ir nepieciešama kopīga pieeja lauksaimniecības politikas definēšanai, un tai jāpaliek eiropeiskai. Un šis parlaments, komisāra kungs, nedrīkst zaudēt iespēju iestrādāt stratēģijas no lauka līdz galdam elementus KLP, kas virzīs Eiropas lauksaimniecību nākošajā desmitgadē. Lauksaimniecības produktu ražošanas sektors ir gatavs ķerties pie darba sniegt vidē vēl draudzīgāks pakalpojums, panākot oglekļa neutralitāti par labu visiem Eiropas pilsoņiem. Bet, lai to panāktu, nepieciešamas ne tikai uh, Uh, intensīvas KLP adekvētāju finansēšanai, bet arī novatoriskas ražošanas uh, metodas, piemēram, tādas, lai uzlabotu kultūras šķirnes, kas iegūtu tādas, kas bez ķīmiskām vielām spēj nodrošināt augu veselību. Nebūs ilgspējības uh, komisāra kungs vidas jomā bez ekonomiskās un sociālās ilgspējības sektorā. Mūsu priekšā ir milzīgs mērķis, ko varēsim sasniegt tikai nospraužot jaunu virzību Eiropas Savienībā. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Lielas paldies kolēģim De Castro. Tālāk Reņū grupas vārdā uzstāsies Čolas kungs, lūdzu. Domnul președinte, domnule komisār. E, paldies, priekšsēdētāji. E, komisāra kungs, e, vakar šeit plenārsēdē mēs runājām par jauno daudzgadu finanšu ietvaru Eiropas Savienībai. Mēs teicām, ka tam jābūt atbilstošam mūsu ambīcijām un vajadzībām Eiropas Savienībā. Mēs teicām, ka mēs nedrīkstam būt eh, pret tradicionālām politikām KLP, tātad eh, liekot kontrastā jaunas un vecas eh, lietas, teiksim, digitālo attīstību un tā tālāk. Lauksaimniecības politika ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir modernāka kā jebkāda sabiedrības vajadzība nodrošināšanai, bet mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, domājot par to, kā uh, Eh, arī eh, izpildīt lauksaimnieku vēlmes un izpildīt arī patērētāju vēlmes, jo zaļais kurs nebūs veiksmīgs Eiropā, ja lauksaimniecības sektors nedos savu ieguldījumu, bet lauksaimniecība nevar dot eh, lielāku ieguldījumu un lielāku vērtību sabiedrībai, ja mēs nevarēsim nodrošināt labākus ieņēmumus, augstākus ieņēmumus lauksaimniekiem. Mums nepieciešams nodrošināt, lai būtu uh, Uh, publiskie pakalpojumi, kas nodrošinātu dabas resursu atbilstošu pārvaldību, un mums ir jāspēj rast risinājums, lai nodrošinātu piedienīgu ieņēmumus uh, lauksēmniekiem. Mums ir jādomā par investīciju plānu, un tieši tāpēc šī stratēģija no lauka līdz galdam. Tā nebūs nekādas jēgas, un tā nebūs reāla, ja mēs domāsim tikai par pesticīdiem, ķīmiskiem produktiem un uh, domāsim tikai par atrautiem elementiem lauksaimniecības politikā. Stratēģija no lauka līdz galdam nozīmē, ka ir jābūt jaunai pieejai, tam ir jābūt uh, izējas punktā. Mums ir jāraugās, kādas ir vēlmes no sabiedrības puses attiecībā uz lauksaimniecību, kā nodrošināt uh, labāku, kvalitatīvāku lauksaimniecisko pārtiku un jāizmanto resursus digitālajā transformācijā un zaļajā kursā, lai palīdzētu lauksaimniekiem pildīt šīs sabiedrības vēlmes jo tikai šādā veidā um, šī lauksaimniecības politika būs noderīga. Paldies, un tūlīt padošu vārdu ID grupas vārdā kolēģim Dāvidam. Váženā paņī predsedajcī. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs. Mēs gatavojam ļoti dārgu datu bāzi, kas reģistrēs informāciju par Eiropas eh, lauksaimniekiem un tirgotājiem, un šīs izmaksas eh, seks eh, dalīgu, dalību valsts Eiropas Savienība, bet arī paši lauksaimnieki, kas atspoguļosies savukārt cenās, un tās būs mazāk konkurētspējīgas. Un tālāk mēs būvējam Uh, lielu tuneli no Startautiskās tirzniecības ģenerāldirektorāta, kas atbalsta importu no trešajām valstīm uh, bez jebkādiem kontrols pasākumiem un muitas pasākumiem. Neviens tajās uh, trešajās valstīs neprasīs, lai pieturētos pie šiem stingriem noteikumiem. Tā piemēram, lielopu gaļa un lopi, kas tiek izmantoti tās audzēšanai, nu, tur būs maza kontrola ar vien lielāks apjoms pārtiks ienāk pie mums no trešajām valstīm, un viņiem nav nepieciešams sekt šīs izmaksas. Bet eh, lauksaimniekiem ir gluži leģitīmas eh, prasības attiecībā arī uz to, cik viņiem ir jāsaņem par savu ražošanu. Mēs nevaram importēt no valstīm, kurās mēs nevaram eh, garantēt, ka tāda paša noteikuma tiks izpildīta kā Eiropas Savienībā. Tas nav pieņemami. Lielas paldies, kolēģi! Tālāk zaļo grupas vārdā kolēģis Vīners. Lūdzu! Pīners kundze. Paldies priekšādātāji, godātais komisāri Vojčakovski. Es priecājos, ka mēs šodien runājam par stratēģiju no lauka līdz galdam, jo tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Mums ir tik ārkārtīgi daudz problēmas, ko mēs vienkārši pat neaptveram. Tīri vēsturiski mums šobrīd pastāv milzīgi lieliski iespēja ar šo stratēģiju nodrošināt ilgspējību, padarīt lauksaimniecību vidē draudzīgāku, cīnīties pret to, ka notiek bioloģiskās daudzveidības zudums lai cīnīties par dzīvnieku un cilvēku veselību. Visi šie mērķi ir noteikti, tie visi ir svarīgi, un arī, jāsaka, zinātnieki var mums palīdzēt, arī sabiedrība to mums, no mums prasa. Varbūt tā ir pat pēdējā iespēja šo KLP beidzot patiešām reformēt. Nu, protams, ka lauksaimnieki ir sabijušies, bet, nu, jāsaka, nevaram ļauties šādai mentalitātei Nevaram tikai um, dusmoties un prasīt, nē, kas ar mums tagad notiks, kas notiks, un nedomāt par to, ka mums jākļūst par daļu no risinājuma. Tādā veidā uz priekšu nevirzīsimies. Mēs nevaram vienmēr tikai turēties pie jau iedibinātās tradīcijas. Mums ir jāmainās, mums ir uh, jāpanāk attīstība, un šai procesā mums, protams, jāvērš tieši pie tiem lauksaimniekiem, mm, kas eh, vēlas uzlabot šo lauksaimniecības vērtību, šo ap, eh, pašapziņas celšanu, es gribētu, lai tiktu nodrošināt palīdzību šādā veida pārējai, lai viņi tiešām var nonākt pie godīgām eh, uztura cenām un iztikas līdzakļiem attiecīgi, tā lai viņi varētu darbotos neatkarīgi no subsīdijām un atbalsta. Un tāpēc KLP ir jāreformē. Un te nu man Vaļčakovska kungs ir jums jautājums. Eiropas kopienu tiesa desmit. Um, sanojas attiecīgā lietā saka, ka Eiropas komisijai ir tiesības nākt klajā uh, ar priekšlikumiem tai gadījumā, ja um, šāda nepieciešība rodas līdz kamēr tiek pieņems gala lēmums padomē. KLP ietvaros šī iespēja būtu jāizmanto tā lai pārliecinātos, ka KLP patiešām nodrošina atbilstību jaunajam zaļajam kursam. Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā uzstāsies deputāts Kūžmjuks, lūdzu. Činkuja Barzo. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es pirmām kārtām gribētu pateikties par ļoti detalizētu analīzi par Eiropas lauksaimniecības eh, sektoru. Eh, mums tagad ir eh, divas jaunas stratēģijas - zaļais kurs un stratēģija no lauka līdz galdam, un abas, protams, radīs jaunus izaicinājumus, prasības lauksaimniekiem, īpaši varbūt arī būs kādi jauni ražošanas limiti. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgi uzdot jautājumu, kā to visu finansēsim. 2018. gada maijā komisija nāca klajā ar eh, budžetu 17% mazāk KLP, kas, ņemot vērā mums priekšā stāvošos mērķus, ir nepieņemami. Tāpat arī nacionālajie strateģiskie plāni no dalību valstu puses. Tāpat eh, dzīvnieku mailoku audzēšanā uh, Eh, tiek ņemti vērā un eh, ir jau ierosināts, eh, kā jūs zinat, daudzās pilsētās lauksaimnieki ļoti aktīvi demonstrē, izbrauc ar lauksaimniecības te tehniku ielās, tāpēc daudz kādu finanšu plānāms ir nepieciešami labāk līdzekļi un to labāk sadalījums KLP, lai nodrošinātu šo jauno stratēģiju, tātad zaļā kursa un no lauka līdz galdam ievērošanu, un mums nepieciešams vairāk līdzekļu tiem, kas nepasaņem pietiekam daudz. Lies, paldies, tālāk diskusija diskusijas turpina kolēģi Hāzekāmpe no GOE grupas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāja komisāra kungs. Eh, KLP subsidē eh, liels lauksaimnieciskos ražotājus un spiež uh, ražotājus piekopt neveselīgu, neilgspējīgu praksi. Ja mēs maksāsim vairāk subsīdijas eh, šai nozarei, ko tad tas nozīmēs eh, videi? Eh, Lopa tiek transportēti, pārvadāti uh, Eh, milzīgos attālumos. Eh, nu, jāsaka, visa sistēma ir eh, pilnīgi greiza. Lauksaimniekam ir jāspēj ražot labus produktus, un tas būtu godīgi attiecībā gan pret vīdi, gan pret klimatu, un to mēs nepanāksim ar tādiem līgumiem, kā šobrīd ir ar Merkosuru un citi. Mums ir nepieciešami produkti, kas ir labāki. Uh, Eh, gan zemē, gan dzīvniekiem, un šī iemesla dēļ domāju, ka mums ir jāatbrīvojas no lauksaimniecības subsīdiem. Paldies! Lielas paldies! Un tālāk Džieruso kungs no grupām nepiedarošiem deputātiem. Lūdzu, jums vārds priekšsēdētāji ar eh, lielām gaidām, eh, gaidām šo stratēģiju no lauka līdz galdam, bet tāpat zināmas neskaidrības. Eh, lauksaimniecības mēslojuma samazināšana ir nepieciešamība, bet tāpat jādomā arī par lauksaimniecības produktu, pārtiks produktu izmešanu izkastēs. Tāpēc mēs gribētu, lai tiktu eh, izdarīta atsauce uz eh, ilgtspējību. Mēs gribam, lai būtu marķējums, kas pareizi norāda sociālo un vidas ietekmi, kādas ir katram produktam. Mēs gribam, lai tas atspoguļot arī lauksaimnieku ieguldīto darbu. Un visbeidzot, mēs gribam vairāk atbalsta organiskai, eh, bioloģiskai ražošanai, jo tādā veidā mēs varēsim cīnīties pret klimatiskajām izmaiņām. Mūsu pienākums uh, attiecībā uz šo stratēģiju no lauka līdz galdam nodrošināt, lai atbilstoši līdzekļi būtu KLP un lai tie būtu pārvaldīti arī adekvātā veidā. Lielas paldies! Un tālāk nākamajai došu vārdu kolēģiem Magīnesai lūdzu. You, um, debate... Paldies, priekšstādātāji. Es ceru, ka šīs debatas ir tāds kā modinātājs vans uh, komisijai šeit, ka lauksaimnieki ir dusmīgi, satraukti, ka viņiem uzbrūk un uh, ka sabiedrības konkrēta grupa viņi to tā pozitīvi neustver. Un uh, taisnība ir tāda, ka eh, šajā stratēģijā no lauka līdz galdam lauksamniekam ir jābūt centrālajā pozīcijā un cerams, ka nodosiet un esat nodevis šo vēstījumu saviem kolēģiem. Eh, stratēģijā no lauka līdz galdam ir jāiekļauj arī elementi no konkurences likuma par godīgu tirzniecību, kā tirzniecības politika var ietekmēt negatīvi lauksaimniecību. Par to ir jādomā. Eh, teksts, ko jūs un valoda, ko jūs izmantojat, var būt ļoti skaista. Jā, protams, bioloģiska ražošana ir laba, intensīvas, ne, intensīva nē, bet te jāuzmanās vairāk ar šo terminoloģiju, jo ir eh, vidēja vai liela apjoma uzņēmumi un mazi, bet tas nenozīmē, ka viena saimniecība labāk kā cita. Mums jānodrošina tas, lai lauksaimniekiem ir piekļuva labākajai pētniecībai, inovācijām, tehnoloģijām, lai viņiem būtu iespēja pildīt to, ko mēs no viņiem sagaidām. Un neaizmirsīsim, ka lauksaimnieki jau to dara. Viņi nedara to, ko mēs. Viņi ir ārā uz lauka, strādā, rūpējas par dabu, mums tas ir jāļauj viņiem darīt, un mēs nedrīkstam viņus ierobežot. Man lielākais satraukums KLP stratēģijas uh, izmaiņu sakarībā ir tāda, ka mēs viņus ierobežosim, dosim mazāk elastības. Jums ir liela atbildība komisāri nodrošināt, lai tas nenotiek, un es ceru, ka jūsu balss būs pietiekami skaļa. Paldies! Paldies, un tālāk nākamais runās kolēģis Karvalais. Ah, obrigada, senhora prezidente, senhor komisāri. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Es eh, piekrītu šeit izskanējušajām idejām, proti stratēģija no lauka līdz galdam, tā ir jābūt pietiekam ambiciozai. Tik ambiciozai, lai tā tiešām spētu sniegt konkrētas atbildes eh, kā vides izaicinājumiem, klimata pārmaiņu izaicinājumiem, dzīvnieku labturībai, veselīgai pārtikai un domāju, ka komisija man piekritīs, ka šai stratēģijai ir jābūt respekta pilnai attiecībā pret eh, lauksaimniekiem un pārtiks pārstrādātājiem. Kā jau es teicu, šobrīd pasauli pārpludina jauni izaicinājumi, un mums kaut kas ir jādara. Pie tam šajā stratēģijā tās izveidē ir solidāri jāiesaist arī lauksaimnieku idejas - ekonomiskā un sociālā ilgtspēja, cilvēka cienīga dzīve lauksaimniekiem, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc es vēlētos vēlreiz lūgt komisijai konkrēti atbildēt, kā šī stratēģija, ilglaicīga stratēģija, kas iet roku rokā ar lauku teritoriju, ilgtspējīgu attīstību, kā jūs to konkrēti savilksiet kopā ar no lauka līdz galdam stratēģiju. Jo šī stratēģija no lauka līdz galdam tiešām tajā ir jāņem vērā lauku teritoriju vajadzības. Nākamais eh, - Millers kundze, lūdzu. Priekšādātāji, komisāra kungs, Šobrīd piedzīvojam to, ka politika atkal tiek īstenot uz ielām. Pieņemt ielām cilvēki iet, iziet ielās, demonstrācijās, iestājas par klimatu pārmaiņu apkarošanu, par dabas aizsardzību, un visi viņiem aplaudē un priecājas. Un tāpat laikā, tad, kad tūkstošiem lauksaimnieku iziet demonstrācijās pret birokrātiju un tam līdzīgi, un uztraucas par savu iztikšanu un tam līdzīgi, tad Briselē gan neviens pat ar aci nemirkšķina šī pašreizā situācija nu, pasliktinās arī tāpēc, ka redzējām Timermansa izteikumu, izteikumus attiecībā uz to, ka būtiski jāsamazina lopkopības apjomu tā tālāk. Es domāju, ka, ja mēs vēlamies nodrošināt tās zaļās teorijas, teritorijas, ko procentuāli, ko esam noteikuši, tad mums vajadzētu lauksemniekus atbalstīt. Protams, ka ilgspējība ir, sva, ilgspējība ir svarīga. Mums vairāk jādara, kas dabas labā un lauksemniecības jomā var iespējams daudz, daudz ko darīt. Un tāpēc šī stratēģija no lauka līdz galdam būtu jāizteno tā, lai tā patiešām būtu tāda plānveida darbība. Es domāju, ka nedrīkstam nedrīkstām kavēties vairs ar KLP pielāgošanu eh, zaļajam kursam. Uh, un, un stratēģija no lauka līdz galdam. Tāpat jau šeit ir ārkārtīgi ambiciozi mārķi, nu, mērķi noteikti līdz 2030. gadam. Šeit ir runāts tagad par eho schēmām un vidas aizsardzību, bet komisāra kungs, es negribētu, lai šāda veida līdzekļu beigu beigās e, iznīcina mūsu lauksemnieks, un mēs visi esam atkarīgi no importa. Mums ir jādomā par lauksemnieku izdzīvošanas spēju, par ģimeņu izdzīvošanas spēju laukos. Paldies! Un noslēgumā Es atvainojos, nākamais runātājs kolēģis Lebretons. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisija ir nākus klajā ar savu stratēģiju, kā ir jāveicina ilgspējīga lauksaimniecība un arī pārtiks rūpniecība bet tas viss tiek ietērps dažādu saukļu formā, piemēram, no lauka līdz galdam sauklis. Es vēlētos pateikt, ko es par to domāju. Problēma ir tāda, ka mums nav precīzi dokumentu, kā šo projektu īstenot. Tas, ka jūs esat sagatavojusi pusotru lapas pusi, kas ir saistīts ar zaļo kursu vai tas, ko dos, no lauka līdz galdam atkal tukšs sauklis. Tā vietā, lai būtu konstruktīvi, jūs darat kaut ko pavisam citu, un es vēlētos vērst komisijas uzmanību, ka jaunā kopīgā lauksaimniecības eh, politika ir jāveido iesaistot visas eh, iespējamās puses lai nebūtu tā, ka jūs nākat klajā tikai ar tukšiem saukļiem, piemēram, samazināt pesticīdu lietošanu. Ko tas nozīmē? Tas ir teikums, nekas vairāk. Patiesībā problēma ir tāda, ka mums nav uh, neatkarīgas pārtikas ražošanas, mēs esam atkarīgi no trešajām valstīm. Nākamais, jums ir jāsalauž šie te klasteri, iepir, nu, lielie iepircēji, kuri veido cenas, un visbeidzot jāsamazina administratīvais sloks, kas ir ārkārtīgi neelastīgs. Uh, Beidziet vienreiz ar šiem saukļiem, un tiešām no lauka līdz galdam tas ir labi, bet sākiet taču kaut ko beidzot darīt. Yes, paldies! Nākamais runātājs kolēģis Hoeslings lūdzu. Komisār kungs! šai gada sākumā mēs skaidri un gaiši pateicām, ka lauksainiekiem jākļūst par eh, rūpniecības nozari, jā, nu, savā ziņā jau pareizi, bet tad varbūt jāizteno citādāka veida lauksaimniecības politika. Ja mēs nevēlamies, lai tas būtu pārāk intensīvi, tad nedrīkstam lielāko daļu līdzekļu sadalīt tikai lielajiem lauksaimniecības koncerniem, jo tad jau mēs nekāda veida vidas aizsardzības politiku neiztā, neiztenosim. Un ja mēs tiešām zaļo kursu un šo stratēģiju lauku līdz gadam domājam nopietni, tad mums vajadzētu arī KLP politikā šos principus iestrādāt. Līdz šim vienkārši ar koncernatīvo vairākumu viss iet uz priekšu tāpat kā iepriekš. Un varbūt nu, neliela tāda ekoloģizācija un tā tālāk, bet ar to nepietiek, tas tā nedarbosies. Kolēģi, mēs runājam šeit par lauksaimniekiem, jā, no vienas puses, bet no otras puses atcerēsimies, ka ir milzīgs zudums lauksaim bioloģiskajā daudzveidībā. Par tur nav nekādu diskusiju, ir vienkārši pārāk daudz pesticīdu, pārāk daudz intensīvas lauksaimniecības pesticīdu ir jāierobežo. Un mums jā, jā, jāiet prom no šiem milzīgajiem koncertiem. Citādi šīs izzudošās sugas un augu šķirnes izzudīs pavisam un nekad tās neredzēsim. Mums ir jādomā par to, kā šī, jaunā, kā šī mūsu īstenotā politika ietekmē arī citas valstis. Nu, piemēram, par Merkosur eh, nolīgumu runājot, par to mēs tagad runājam, grasamies to slēgt un visu la, importēt soju un tā tālāk. Tas kopā nodara milzīgu kaitējumu dabai. Arī šajā ziņā politika ir jāmaina. Un pateikšu vēlreiz to, ka mums ir jāraugā arī, jāraugās arī uz cita veida dzīvnieku labturības um, politiku. Nedrīkstam pieļaut, ka dzīvnieki vienkārši masveidā tiek mocīti un uh, Eh, labturība netiek nodrošināta. Paldies! Nākamais runātājs kolēģis Roisens. Paldies, eh, prieksādātājs kundze! Galvenais lauksaimniecības uzdevums jau ir nodrošināt visiem adekvātu pārtiku un, protams, pēc iespējas samazināt izmešus. Mums ir nepieciešama moderna lauksaimniecība, kas izmantot modernās informācijas tehnikas un jaunāko tehnoloģiju piedāvājumus. Bet eh, šai attīstībai ir jābūt eh, saliktai pa prioritātēm. No lauka līdz galdam - stratēģija, atkal mēs nākam klajā ar likumdošanu, bet eh, kas notiks ar auga aizsardzības līdzekļiem? Pesticīdi mums nepatīk, bet vai mums ir alternatīvas? Komisija vēlas eh, sagatavot eh, kritērijus un pamudinājumus, lai apbalvot tos lauksaimniekus, kur strādā labi, bet komisāra kungs, es vēlējos vēl pateikt, ka mums Mēs nedrīkstam vērtēt zemnieku saimniecības pēc tā, cik viņu fermās ir lopu, bet gan kāds ir viņu vidas nospiedums rēķinot uz vienu vienību, un tad mēs kaut ko reāli panāksim. Um, uh... Ruisan kungs jums vēlas uzdot jautājumu zilās karteņas procedūras ietvaros. Menders kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, vēlos uzdot jautājumu Roisen kungam. Varbūt, ka mums vajadzētu padomāt ne tikai par pārtikas ražošanu, bet arī par pārtikas šķērdēšanas samazināšanu. Tas maksā miljārdus. Varbūt, ka mums vajadzētu tomēr padomāt par to, lai mēs mazāk izmestu ēdienu. Lūdzu, atbildi pusstundai. Paldies, priekšstādātais kundze. Protams, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jāsamazina pārtikas izšķērdēšana. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies par jautājumu. Protams, pie tā ir jāstrādā. Bet eh, es eh, nedomāju, ka Tikai samazinot pārtikas šķērdēšanu, mēs varam samazināt atbalstu lauksaimniecībai. Lauksaimniecībai ir jāmainās un ir jāmainās arī politika. Es paldies un nākamais runātājs kolēģis Flanagans. Stratēģija no lauka līdz galdam. Ja tā tiks veidota un izpildīta pareizi un adekvāti, tas tiešām var nākt par svētību kā zemniekiem, tā arī patērētājiem. Tas, eh, ka mēs eh, zināsim, kā ir audzēti lopi, ar ko tie ir baroti, kāda ir oglekļa nospieduma un izmeša pēda. Uh, Tā tad eh, ir vairāk šādas stratēģijas, bet, piemēram, šobrīd cilvēki ir gatavi maksāt par olām, ko ir dējušas eh, laukā staigājošas vistas. Cilvēki ir gatavi maksāt par ekoloģiskiem produktiem. Komisija apgalvo, ka tas ir svarīgi, ka ir svarīga arī aizsardzības joma. Protams, ka ir svarīgi, bet arī šie jautājumi ir svarīgi. Raugoties uz daudzgadu finanšu schēmu, jūs redziet, ka 22 reizes ir palielināts finansējums eh, aizsardzības jomai, ieročiem, lodēm. Tas, ka mēs Eiropā prioritizējam nāves ieročus un nevis pārtiku, ir apkaunojums. Paldies! Dank un... Lielas paldies! Tālāk nākamais kolēģis Buda. Ja, Domnule comisar, dragi colegi! Paldies, komisāra kungs, dargie kolēģi! Stratēģija no lauka līdz galdam ir tikai instruments, kā sasniegt vairākus mērķus vienlaicīgi. Kvalitatīva pārtika, labi apmaksātas darba vietas, klimata izmaiņu cīņa. Un tomēr lauksaimniecība nav vienīgais ļaunums, kas noplicina dabas resursus un samazina bioloģisko daudzveidību. Mums visiem ir jāuzņemas atbildība par to, un patiesībā zemniekus lauksaimniecību vajadzētu uzskatīt par klimata izmaiņu risināšanas instrumentu un nevis iemeslu un problēmu. Ja tiešām no lauka līdz galdam stratēģija īstenosies dzīvē, tad eh, tā noteikti ļaus sektoram labāk attīstīties. Tas, ka mēs eh, uzsveru liekam uz zaļāku politiku, ļaus eh, lauksaimniekiem šajā pārējais periodā iet pa šo zaļo ceļu. Un, kā jau iepriekšējais runātājs teica, patērētāji ir gatavi maksāt vairāk par zaļāku, vidē draudzīgāku pārtiku. Atcerēsimies kaut vai zaļo vestu kustību. Stratēģija no lauka līdz galdam te ir jākļūst par iespēju lauksaimniecībai attīstīties. Tam ir nepieciešams adekvāts finansējums kā dalību valstā Eiropas līmenī, un mums ir jāsaprot, ka nevar jau panākt vairāk, tam neatvēlot gandrīz nekādu naudu. Ilgspējīgai lauksaimniecībai ir jābūt nodrošinātāji visās dalību valstīs, bet tam ir jābūt finansējumam. Jā, Andriju. Paldies un tālāk kolēģis Andrija. Paldies, prieksēdētājs kundze. No lauka līdz galdam Tas attiecas uz pilnīgi visa lieluma zemnieku saimniecībām. Mēs runājam kā par ražotāju, tā arī par patērētāju. Lauksaimniecības modelim ir jāmainās, un lauksaimniekiem ir jābūt eh, adekvātiem dzīves un darba apstākļiem, un no tā iegūs arī patērētājs. Šeit jau izskanēja, ka mums ir jā, jāsamazina pārtikas izšķērdēšana, kas e, dažkārt sastāda pat 30% no saražotās pārtikas. Protams, arī auga aizsardzības līdzekļos e, lielāks uzsvers ir jāliek uz bioloģiskiem aizsardzības e, un nevis ķīmiskiem līdzekļiem. Uh, Mums e, ir jāiesai, jāiestājas par jaunu ekonomisku modeli. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs zaudēsim. Un tieši šā iemesla dēļ kopīgo lauksaimniecības politiku ir jāveido kā pārējais politika, kas palīdzētu kā lauksaimniekiem, kā tā, e, tā patērētājiem. Un e, šis darbs ir jāpadara komisijai. Paldies, nākamais runātājs Huitamā kungs, lūdzu. paldies, e, prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Gadu desmitiem lauksaimniecības politika Eiropā īpaši labi darbojusies nav. Tā tad e, mums ir kopīga lauksaimniecības politika, bet uh, lemts tiek Briselē, un pēc tam īstenos tas tiek dalību valstīs. Bet Brisele pēc tam neskatās, ko šī politika ir nesusi kā rezultātus. Tātad komisija nāk klajā ar priekšlikumu, raugās, lai tas tiktu izpildīts, bet vai mēs reāli skatāmies uz rezultātu? Ja mēs tiešām vēlamies motivēt ražotājus mainīties, tad tam ir jābūt um, adekvātai, adekvāti motivētam. Arī par rezultātiem raugoties. Ja, piemēram, elektromobeļi visā Eiropā ir kļuvuši ļoti populāri, Tieši tas pats attiecās arī uz šo stratēģiju. No lauka līdz galdam tas nedrīkst balstīties uz veco iesīkstējošo algoritmu no augšas uz apakšu. Zaļais kurs, lauksaimniecības politikas maiņa, konkrēti zaļi rezultāti. Mums eh, ir jāsagatavo noteikumi, bet ir jāskatās arī uz to, kā tie tiks izpildīti. Eh, piemēram, pesticīdi mums nepatīk, bet vai ir kādas adekvātas, eh, adekvāti, adekvātas izvēles? Mēs vēlamies vairāk izmantot lopu mēslus, bet es nezinu, vai tas visiem pietiks. Lies paldies, un tālāk nākamais runātājs kolēģis Darē. Missione ha presentato la strategia denominata Jā, mēs tagad runājam par stratēģiju no lauka līdz galdam, kas paredz jaunu modeli, ilgspējīgāku. Šie mērķi Tiem ir jānodrošina droši lauksaimniecības eh, produkti, to tirgošana un jānodrošina lauksaimnieki ar godīgiem ieņēmumiem, tāpat jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība un jāsamazina pesticīdu lietošana. Eh, jautājums, eh, vai importētie produkti tiks pakļauti šādām pašām normām, vai komisija, ko komisija taisa uzlikt mūsu lauksaimniekiem, kādas darbības tiek veiktas, lai rūpētos par sociālo vidas un algu ietekmi importējot uh, produktus no tādām valstīm kā Vietnam un Kambodža. Uh, komisār, tā ir negodīga konkurence. Mums ir jāatbalsta savus uh, uzņēmumus un jārūpējas arī par mūsu pilsoņu veselību. Paldies! Lielas paldies! Tālāk kolēģis Bito, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Komisārkungs, sveiki arī jums! ierocinājums par KLP reformu šobrīd tiek apspriests Eiropas parlamentā. Un eh, tas, šīs diskusijas sākās jau iepriekšējā mandāta laikā, bet nekas īsti šajā mandātā nav mainījies. Tāpat laikā esam nobalsojuši par steidzamību klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. KLP reforma priekšlikums šobrīd neņem vērā jaunos problēmu jautājumus un izaicinājumus. Un tāpēc man jums jāvaicā, vai stratēģija no lauka līdz galdam tiešām nodrošinās pietiekam līdzekļus un instrumentus komisijai, lai virzītos uz priekšu, ja KLP tāpat laikā būs joprojām šis vecais pam, konservatīvais spēks, kas, eh, kam vajadzētu palīdzēt ekoloģizācijā lauksemniekiem. Mans jautājums ir tāds, kā šo KLP prie, grozījumu priekšlikumu šobrīd pielāgot jaunajiem mērķiem zaļajā kursā? Kā pārliecināties, ka šī Eiropas Savienības svarīgākā politika patiešām ir iet līdzi ar šo stratēģiju, iet pat avangardā, kā panākt zaļā kursa mērķus, ja nemobilizējam KLP. Jo, jāsaka, šobrīd šeit nav nekāda kopīga mērķa par pesticīdu samazināšanu, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, eh, siltumnīca efektu gāzu radošo emisiju samazināšanu un tā tālāk. Pilsoņi gal galā taču rēķinās ar mums, viņi uzticas mums eh, šai jomā, un tāpēc nedrīkstam palaist garām šo iespēju ilglaicīgi un pamatīgi mainīt šo pārējumu pārtikas ražošanas ķēdi un sistēmu Eiropas Savienībā. Paldies, saka priekšādātāji. Jums vēlas, godātais deputāts, uzdot zilās kartītes jautājumu. To vēlas uzdot Itokungs. Esat ar mieru atbildēt? Pieņemat zilās kartītes jautājumu, ja? Labi. Grapinī kundze uzdos jautājumu. Lūdzu, 30 sekundes jautājumam. Godātais kolēģi, Kā saprotu, tad jūs nepiekrītat šai stratēģijai no lauka līdz galdam, vai ne tā? Jūs nepiekrītat tam, ka KLP varētu turpināt darboties tālāk un nepiekrīt tāpat arī faktam, ka mums vajadzētu turpināt ražot eh, pārtiku šeit Eiropas Savienībā. Bet kā tad jūs, prāt, Eiropas Savienība varēs pastāvēt tikai balstoties uz importētiem pārtiks produktiem? Kā nodrošināsim pārtiks nekaitīgumu, ja tikai un vienīgi pārtika importēsim no citām valstīm ārpus Eiropas? Kā nodrošināsim arī lauku teritoriju iedzīvotāju izdzīvošanu, ja neatbalst, neatbalstīsim viņus? Paldies jums iespēju atbildēt šo jautājumu. Es neteicu, ka es nepiekrītu šai stratēģijai. Es vienkārši prasu, lai būtu nodrošināta atbilstība šai stratēģijai un KLP politikai. Nu, tas nenozīmē, ka es būtu šeit pilnīgā opozīcijā. Uh, Nē, es domāju, ka ir nepareizi, ja mēs virzam uz priekšu stratēģiju, bet KLP reformas nepabeidzam un to nepielāgojam šiem jaunajiem mērķiem. Tam vajadzētu notikt saskaņot, kas attiec uz alternatīvām un iespēju nodrošināt pārtiks nekaitības apgādes neatkarību. Tad tādā gadījumā šeit noteikti ir svarīga bioloģiskā daudzveicība, klimata pārmaiņa apkarošana. Šeit ir liels ieguldījums veicam šeit un atbildi, protams, ir samazināts pesticīdu daudzums un tam līdzīgi. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāja. Debates turpinās kolēģis, kolēģi Tomašiča. Paldies! Kopējā lauksamcības politikā, jeb KLP, ir dārgākā politika Eiropas Savienībā, un tās vēsturē vairākas reformas ir jau īstenotas, jāsaka, gan bez īpaši iespaidīgiem rezultātiem šī valsts intervences, jeb ja iejaukšanās sistēma padara KLP par dārgu, neefektīvu un globāli konkurēt nespējīgu. Tagad, lūk, mūs gaida atkal jauns reformu periods, atkal pievēršamies ekonomikas aprites ciklam un aprites ekonomikai. Vēlamies, lai lauksaimniecība būtu klimata neitrāla un eh, pati sevi uzturoša, bet tepat laikā nu, atkal atkrītam atpakaļ uz tiem pašiem vecajiem modeļiem. Atkal jaunas, dārgas valsts un publiskas program, programmas nav ilgspējīgs risinājums ilgtermiņā. Mums ir jānodrošina lauksaimniecības izdzīvot spēja, izglītības, izglītošanas programmas visiem zemniekiem, lauksaimniekiem, jāveicina viņu konkurētspēju un jāsamazina šīs eh, jomas ietekme uz budžetu. Paldies! Nākamā runātāja kolēģi Modiga. Paldies, godātā priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Somijā ir, teik, ir teiciens, ka gudrība sākas no plašas acu atvēršanas. Tātad, ja mēs saprotam, ka e, brīvprātības principi nedarbojas, ja tie būtu brīvprātības principi darbojušies, tad mums jau būtu veselīga lauksaimniecība. Uh, Mums vajadzētu jau sen aizliegt eh, pesticīdus, kuri eh, nogalina bioloģisko daudzveidību un arī cilvēkus. Tas, protams, eh, nenozīmē to, ka mums ir visa vaina jāuzliek uz zemniekiem. Mums ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrībā kopīgā lauksaimniecības politika, atbalsts lauksaimniekiem un arī jūsu piedāvātā stratēģija tam visam ir jāvirzās uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Patērētāji pieprasa ētiskus, bioloģiskus produktus, un patērētājs ir gatavs par to maksāt. Tāpēc eh, Eiropai ir jāatbalsta ētiska un ekoloģiska lauksaimniecība, un eh, pie tā mums arī vajadzētu turpmāk piestrādāt. Lielas paldies! Nākamais runātājs - Zoido Alvarez kungs, lūdzu. Komisārio, partamos de la base de que una gran mayoría. Priekšādā tā paldies. Iesākumā gribētu teikt, lūk, ko. Šai parlamentā mums jāstrādā pie tādas lauksaimniecības politikas, kas ļautu mums sasniegt mūsu nākotnes mērķus un ceru, ka stratēģija no lauka līdz gadam šeit dos savu ieguldījumu. Ir tādi, kas vēlas eh, te apgalvot, ka Eiropas lauksaimniecība ir vienā vienīgā haosā un balda milzīgs bardaks. Vēl citi domā, ka lauksaimniecība ir tā kā tāds iPhone, jeb lūk šis Apple telefons, kas var izmantot te GPS internetu un, un tik attīstīties un attīstīties. Cilvēki jāsaka, gaida no lauksaimniekiem pilnīgi visu. Visdaudz, vislielākās prasības tiek liktas tieši uz viņiem. Un visi vēlas, lai lauksaimnieki aizsargātu vidi, apkarotu klimata pārmaiņas, samazinātu pesticīdu piemērošanu, samazinātu antibiotiku izmantošanu, palīdzētu pilsoņiem ēst veselīgi uzlabot dzīvnieku labturību, bet neaizmirsīsim, ka galu galā pats galvenais, kāpēc mums lauksaimniecība vispār pastāv un KLP tieši tāpat, ir tas, ka mēs vēlamies, lai tiktu ražotas augstas kvalitātes pārtiks produkti par pieejamām cenām. Tas ir mūsu lauksaimnieku pamatu uzdevums. Un ļoti daudz, kas šai garim, gadījumā, protams, ir atkarīgs no nākotnes KLP un šīs stratēģijas no lauka līdz galdam. Ir jāpalīdz tiem, kas strādā lauku reģionos, lauku teritorijās, tā lai viņi varētu dabūt taisnīgu cenu atbilstīgi ieguldītiem centieniem. Paldies, saka priekšādātāja nākamā runātāja kolēģi Noičla lūdzu. Herzlichen Dank. Lielas paldies! Paldies, ka devāt man vārdu priekšsādātāju. Šodien runājam tieši par šo stratēģiju no lauka līdz galdam. Un tāpat laikā redzam, ka pastāv tāda zināma nervozitāte telpā, jo faktiski runājam pavisam kaut ko citu. Faktiski runājam šobrīd par to, un, un e, zinu, ka kulāros tieši par to arī tiek runāts, ka lūk, e, ko darīt ar šo veco KLP reformu priekšlikumu, vai tas vispār atbilst zaļajam kursam. Tas ir vienīgais jautājums, par ko šeit runājam. Un tāpēc arī visi ir tā satraukušies. Uh, jo viņi tagad vēlas visu atrisināt, un taču galvā ir jāsaprot, ka šis vecais priekšlikums jaunajām idejām neatbilst. Un, un, protams, līdz ar to jā, šis satraukums ir jūtams. Es to ļoti labi varu saprast, bet, nu, lūdzu, nevajag tagad šobrīd aizbildināties ar to, ka jūs te aiz, aiz, visi tikai aizstāvat lauksaimniekus. Ir taču arī tādi lauksaimnieki, kas jau paši iet un vēlas iet šos jaunos ceļus, un es domāju, ka tieši šie lauksaimnieki mums visvairāk būtu arī jāatbalsta. Paldies! Nākamais runātājs deku, šais diskusijās ir kolēģi, kolēģi Hlavačeka, Klabačeks. Paldies! Jāsaka, komisār kungs, mēs liekam lielas cerības tieši uz jums. Lauksaimnieki šobrīd tiek nepamatot apsūdzēti visādos nodarījumos, bet tāpat laikā lielākā daļa iedzīvotāju aizmirst, ka mūsu lauksaimnieki joprojām ir tie, kas ražo visnekaitīgākos un viskvalitatīvākos pārtiks produktus pasaulē par vispieejamākajām cenām. Lauksaimniecība jāsaka tāpat laikā ir viena no visvairāk regulētajām jomām un nozarēm. Tur ir arvien jauni un jauni noteikumi, arvien vairāk tiek samazinātas subsīdijas. Lauksaimnieki un zemnieki ir tie, kas pirmie izjūt arī klimata pārmaiņu radītās sekas. Un šī iemesla pēc lauksaimniecībai vajadzētu kļūt par daļu no risinājuma. Šī jaunā stratēģija no lauka līdz galdam un zaļais kurs, jāsaka, diemžēl neietver lauksaimniekus e, šai risinājumā. Jāsaka, šobrīd te ir tikai tāds primitīvs priekšlikums par to, kā palielināt cenas. Uh, E, un kā nodrošināt tālāku regulējumu. Nē, nu mēs šķiet šobrīd nonākam jau pie limita tam, ko vispār iespējams izturēt. Nē. Šai stratēģijā no lauka līdz gadam vajadzētu būt citādākai. Kāpēc tā vēršas tikai un vienīgi pret lauksaimniekiem un nevis, piemēram, e, visiem šiem supermarketiem un veikaliem, kas liek savu uzcenojumu? Nākamais runātājs Silvijas Ardone. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, esat izdomājuši jaunu programmu, lai Grētas vēlms apmierinātu. Tātad no lauka līdz galdam ir šī jaunā stratēģija, kas eh, ir kā nu vienīgais eh, veids, eh, kā nodrošināt, lai lauksaimnieku un zvejnieku rūpētos par klimata aizsardzību. Starp dažādajiem principiem ir viens eh, zemo izmaksu eh, princips, eh, lai veicinātu pārtiks ražošanu, un tāpat arī jēga, manuprāt, te ir veicināt rūpnieciskos produktus. Papildus tam jūs vēlaties, lai insekti un aļģis kļūtu par pārtiku. Uh, Un eh, jūs gribat eh, tagad panākt jaunu marķēšanu, kas arī būs eh, ietvers šajā stratēģijā. Mēs esam noguruši no tā, ka rūpējoties par veselību, jūs neķerties klāt multinacionāliem uzņēmiem. Lies paldies, saka priekšādātāji. Tālāk nākamais runātājs Bronis Ropē, lūdzu. Lies paldies priekšādātājiem, godātie kolēģi. Šodienas sistēmā pastāv ļoti daudz trūkumu, un tā rezultātā saimniecības vienā otrā reģionā tiek pilnībā iznīcināts. Ehm, citos, ehm, piemēram, nozarēs ehm, tas ir īpaši raksts, nu, piemēram, piensaimniecības sektorā. Nu, at, piemēram, viens no lielākaj, lielākajām supermarketu ķēdēm Lietuvā Maksima pārdeva nekvalitatīvu gaļu, šo faktu slēpa, Un galu galā mēs taču ar šo stratēģiju vēlamies uh, radīt patērētājiem iespēju iegādāties veselīgus pārtiks produktus, labus pārtiks produktus. Un šobrīd jāsaka, šie produkti reizēm nonāk uz mūsu galdiem pēc tam, kad ir noceļojuši tūkstošiem kilometrus. Tas varbūt nav tas pats pareizākais. Tas nenāk par labu videi un klimatam. Uh, Mums ir nepieciešams eh, šis tiešais atbalsts lauksaimniekiem, bet jāsaka, procentuāli tas joprojām ir ļoti atšķirīgs atsevišķās dalību valstīs. Joprojām ir tā teikt pirmās un otrās šķiras lauksaimnieki. Uh, Lauksaimnieks sastopas ar dažādiem šķēršļiem, arī, piemēram, brīvas preču un pakalpojumu pārvietošanās principu īstenošanas mm, ietvaros, nu, respektīvi, kā aizbildinājums tā tiek izmantots, un līdz ar to ienāk, piemēram, valstīs un citur tad diezgan apšaubāmas kvalitātes produkti, mm, un neveiksmi, un līdz ar to iz, izspiež no tirgus ļoti labos lauksaimnieku produktus šai reģionā. Mēs jādomā arī par lauku kopienām. Paldies, nākamais runātājs deputāts, deputātā Agilāra. Paldies, priekšstādātāji. Lauksaimniecība un lopaudzēšana šie uh, sektori. Tur uh, izmaksas nesadz e, ražošanas uh, izmaksas. Eh, notiek pārtiks imports neatbilstoši Eiropas Savienības eh, pārtiks standartiem. Tas nozīmē, ka daudzām saimniecībām ir nācies vērt savus veikalus. Bet eh, šī stratēģija no lauka līdz galdam neradīs nekādus brīnums, tā nerisina reālās problēmas. Jūs runājat par to, ka tiks mazināts mazināt pesticīdu izmantošana, un citas lietas, bet kā mēs reaģēsim uz uh, krīzi tirgu? Mēs uh, redzam, ka Spānijā un citās valstīs, ka ja mēs turpināsim šādā veidā, tad uh, šis neproduktīvais, nepelnesīgais sektors nekad ne, nekļūs produktīvs. Mums ir jāskatās uz realitāti, jārūpējas par risinājumiem, bet šim sektoram pirmkārtām nepieciešama sapratne. Paldies, un nākošais Kolkalis kungs. Kā lauksaimniecības komitejas darbinieks es pilnībā atbalstu mm, DJ Sante mm, stratēģiju. Uh, nu jā, principā jau vajadzētu būt tā, lai pārtika ir mūsu zāles un mūsu zāles ir medicīna. Uh, Tāpēc mēs prasam jaunu KLP, kas ņem vērā um, nepieciešamību mazināt klimatiskās izmaiņas un KLP, kas neatstāja nevienu uh, aizmugurē KLP, kas nodrošina godīgu pārēju. Eiropas pilsoņi ir pelnījuši drošu uh, labu pārtiku par uh, pieņemamām cenām. Un eh, lauksaimnieki, zvejnieki, kas eh, veic šo pārēju, viņiem ir jānodrošina labas darba vietas lauku reģionos. Ir nepieciešamas ambīcijas, mums nepieciešams nepieciešama vieda KLP, kas sniegs atbalstu lauksaimniekiem, lai viņi varētu sasniegt vīdes, bioloģiskās daudzveidības eh, un cilvēku labklājības nodrošināšanas mērķus. Uh, Eh, zaļais kurs arī balstās uz eh, šīm fundamentālajām vērtībām, eh, nenodarīt tālāk ļaunumu. Nu, tad iestrādāsim to izkālpē. Paldies, un tagad Māro Vārokungs nākošais. Paldies, priekšstādātāji, komisāra kungs. Eh, jūs eh, jau te runājāt par ļoti tādiem svarīgiem rūpi jautājumiem, bet gribētu norādīt, ka mūsu politiskajā grupā mēs eh, piekrītam jums ir jāizvairās no tā, ka no laukiem aiziet iedzīvotāji, tāpat laikā jānodrošina pārtiks drošība un tāpēc nepieciešams augstāks, labāks KLP budžets. Uh, Un tagad mēs runājam par eh, šo stratēģiju no lauka līdz galdam. Ir tomēr eh, kaut kas, eh, kas jau no paša sākuma man ir satraucis, jo tas ir netaisnīgi lauksaimniekiem šķistu, ka Eiropa tagad pēkšņi saka, ka lauksaimnieki ir atbildīgi par visu, kas eh, nenotiek pareizi labi mūsu valstīs, bet tas ir absolūti negodīgi pret lauksaimniekiem, jo, komisāra kungs, jūs eh, zinat, un arī mēs visi šeit zinām, ka mums eh, būs laba stratēģija no lauka līdz galdam tikai un vienīgi, ja būs uh, Eh, šis eh, galds. Kamēr būs tikai šīs dakšas lauksaimniecības ražošanā, nevis dakšiņas uz galda. Tāpēc ir nepieciešams dot lauksaimniecības eh, sektoram spēku, un tas nozīmē, ka ar šo uh, stratēģiju ir nepieciešama atbilstoši instrumenti. Uh, stratēģija kā tāda nebūs eh, saturīga bez finansiāla eh, atbalsta. Un mēs esam šeit, lai risinātu šos eh, šķēršļus un lai atbalstītu šo stratēģiju. Paldies! Un tagad uh, Mirjama Dalī. Paldies, priekšsēdētāji komisāru kungs! dalībnieki pārtiks ķēdē ir gatavi nodrošināt ilgspējīgu pārtiku un nodrošināt par pieņemamā cenām pārtiku visiem. Un es domāju, ka viņi tas ir izšķiroši svarīgi Eiropas Savienības zaļajam kursam. Un tāpēc mēs raugāmies tagad uz stratēģiju no lauka līdz galdam, kā instrumentu, kas e, ļaus patērētājiem izvēlēties drošu pārtiku, kas nav kaitīga mūsu vidē, un tāpat laikā samaznot arī pārtiks izšķiešanu. Mēs zinām, ka uh, Eh, totālās globālās eh, pārtikas eh, sistēmas ir atbildīgs par apmēram trešdaļu cietumnīca efektu gāžu izmešiem. Un mums jānodrošina, lai šis sektors atbilstu mūsu līnijai Eiropā un samazinātu mm, oglekļu izmešas. Mēs esam pār stratēģiju no lauka līdz galdam, kas samazinās emisijas, kas nodrošinās drošāku pārtiku, kas pieprasīs ilgspējīgāku pārtikas ražošanu un kas ražos, nodrošinās jaunas ražošanas metodas ir jāizvirza mērķi, jāsamies, jāsamazina antibiotiku, ķimikāliju, pesticīdu izmantošanu. Mēs gribam stratēģiju no lauka līdz galdam, kas ir vērsta uz uh, patērētājiem, ka, kur ir izsakojamības sistēma un lai varētu mazināt uh, vēža un citu slimību saslimstību, tādējādi mazot uh, arī endokrīno disruptoru pie, pielietošanu. Mēs uzskatām, ka ja mēs izplānosim šo politiku atbilstoši, tad Eiropas zaļais kurs varētu būt uh, iespēju avots arī pārtiks ražotājiem, taiskātā lauksaimniekiem un zvejniekiem, jo viņi ir tie, kas nodrošinās, kas var nodrošināt mums ilgspējīgus pārtiks produktus. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs Mārtiņš Hoisiks. Ak, zilās kartīts jautājums, saka priekšnādātājs. Tūna kunga Tūnas kundze grib uzdot zilās kartītes jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka ļaujat man to darīt. Jūs eh, minējāt pārtikas produktu izsakojamību. Ko jūs ar to domājat? Izsakojamība nozīmē attālums, izcelsme un tā tālāk. Vai esat eh, domājusi un vai jūs atbalstītu arī to, ka duālā pārtikas kvalitāte, kas nozīmē, ka dažādos tirgos Eiropas Savienībā pārtikai ir dažāda, atšķirīga kvalitāte, un patērētājs nevienmēr par to ir informēts. Uh, nu, ka šai sakrībā tas būtu ļoti svarīgs jautājums, lai visi patērētāji saņemtu tādu pašu pārtiku, tādā pašā kvalitātei, ka tas ir iepakots identiskā veidā. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Sociāldemokrāta grupa vienmēr ir bijusi ļoti skaidra attiecībā uz duālo pārtiks kvalitāti. Mēs uzskatām, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz uh, vienādu pārtiks uh, kvalitāti Eiropas Savienībā. Paldies. Un tagad uh, Mārtiņš Hoisiks. Paldies priekšsādātāju komisāru kungs. Mēs labi apzināmies, cik uh, lielas problēmas var rasties, uh, ja vairs nebūs bites un citi aputeksnētāji, tad šī problēma būs milzīga. Un uh, te ir uh, jāvaino kaitīgie pesticīdi, kas masīvi, kas lielā mērā tiek izmantot lauksaimniecībā. Bieži vien mēs gribam vainot lauksaimniekus, bet uh, nu, tā nav viņu vaina. Tā principā ir visa šī sistēma. Un kas ir jānodrošina un ko es arī sagaidu no stratēģijas no lauka līdz galdam un ko es sagaidu no KLP ka ir nepieciešams alternatīvas lauksaimniekiem, nepieciešami obligāti mērķi attiecībā uz pesticītiem, bet arī citām kaitīgām vielām. Uh, Tāpat eh, ir jādomā par labāku piekļuvi alternatīvām, tā vietā, lai izmantotu kaitīgus eh, pesticīdus. Es ceru, ka stratēģija no lauka līdz galdam būs stratēģija, kas eh, ne tikai runā, bet kas arī dod konkrēts rezultāts drošu pārtiku un drošību lauksaimniekiem. Paldies! Tagad eh, kolēja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu paturpināt par patērētāju iespējām pieņemt eh, uz informāciju balstīts lēmums, jo patērētāja aizsardzība vienmēr bijis viena no galvenām prioritātēm Eiropas parlamentā. Diemžēl patērētāja uzticību satricināja nevēlēšanās aizliegt duālās kvalitātes produktus. Par laimi mums ir iespēja tagad uh, sakārtot šos jautājumus stratēģijā no lauka līdz galdam. Nesans pētījums, ko veica kopīgais pētījums centrs, parāda, ka informācija par produktu kvalitāti ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem. Mums nepieciešams stiprināt tiesības uz informāciju, lai patērētājs varētu pieņemt lēmumu. Izšķirošais ir marķējums, uh, kas informē par uh, produkta izcelsmi, piemēram. Uh, Otra lieta par veselību. Testi pierāda, ka līdzīgi produkti tiek pārdot ar dažādiem saldinātājiem vai dažādu saturu dažādās dalību valstīs, un uh, mazāk veselīgi produkti nedrīkst tādu būt pieņemam, un komisijai tas ir jārisina arī ar šo stratēģiju. Paldies! Un tagad Nikolā Prokačīnī. Paldies, priekšsādātāji! Uh, stratēģija no lauka līdz galdam ir, nu tā ir piekrīt uh, lauksaimnieki, gan patērētāji, un it īpaši manā valstī Itālijā. No otras puses uh, tā nav uh, tāda ekonomiski neitrāla stratēģija. Eh, ilgtspējīga lauksaimniecība padara dārgākus lauksaimniecības produktus un attiecīgi produktu cenu veikalā. Es te domāju īpaši par eh, bioloģisko lauksaimniecību un cīņu pret intensīvo lauksaimniecību. Un tieši tāpēc bez ekonomiskā atbilstoša atbalsta, bez KLP, kas rūpējas par maziem un vidējiem lauksaimniekiem, eh, pretstatā lieliem uzņēmiem, nu, ja mēs to nedarīsim, tad mēs tikai nodurabosimies ar vides demagoģiju un neko vairāk. Tāpat arī pārtikas marķēšana būs izšķiroši svarīga. Pareizi informēt patērētājus par izcelsmi un par uh, sastāvu. To nedrīkst uztvert par tādu izvēles iespēju, bet tas jānodrošina no Eiropas Savienības puses. Lai jums veicas, komisārkungs. Kācie? Jā, paldies. Un tagad eh, Bompāra kungs, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas eh, pārtikas politika ir svarīga, lai ikvienam uz galda būtu kvalitatīvs un, eh, kvalitatīvs un tīrs uzturs. Mums ir nekavējoties eh, jāaizliedz visbīstamāko pesticīdu izmantošanu tādu kā glifozāts. Tāpēc kopīgās lauksaimniecības politikas otrais pilārs, kurš paredz atbalstu E, tādu kultūru audzēšanai, kas ir domāts cilvēka uzturam un nevis e, dažādam citai izmantošanai. Šobrīd e, daudz liel, daudzas lielās zemnieku saimniecības monopolizē Eiropas Savienības līdzekļus, un mums vajadzētu reāli uzlikt griestus šais palīdzības sniegšanai. Tāpēc kā reģionu komiteja ir ierosinājusi apmēram 30% no jaunās KLP līdzekļu vajadzētu novirzīt maziem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem. Paldies! Tālāk Marlēna Mortlera. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi, godātais komisāri. Šodien Mēs labprāt būtu runājuši ar jūsu kolēģi Timermans un nevis jums, jo jāsaka, šī stratēģija no lauka līdz gadam faktiski bez lauksaimniecības jomas faktiski nevar funkcionēt. Un mums ir jārunā, nevaram runāt par lauksaimniekiem kā tādiem noziedzniekiem un pārkāpējiem. Viņi atkal izies ielās un demonstrācijās, ja nesapratīs mūsu, piemēru, pieņemtos noteikumus un likumus. Ne jau viņi to visu dara tāpēc, ka viņiem tāpat patīk e, rakāties pa zemi un tam līdzīgi. Viņi tomēr vēlas arī tikt novērtāti. Un ja Timermans samazina šos līdzekļus vienlaikus vēloties, lai pārtiks kvalitāte uzlabojas, tad nevaram to panākt. Nevaram sākt to visu visu no nulles. Nē, mums e, nevaram no vienas puses runāt par pesticīdu samazināšanu un citu regulējumu un tāpat laikā nepiedāvāt atbalstu pārtikas produkti no Eiropas pilnīgi noteikti šobrīd ir visnekaitīgākie pārtikas produkti visā pasaulē. Man nedrīkst šeit ar šīm safabricētajām ziņām e, spēlēt līdzi un nomelnot lauksaimniekus. Šīs mūsu jaunās idejas nereti nāk Eh, nonāk pie nesagatavotiem lauksemniekiem. Un eh, jāatceras arī, ka ja viņu, saba, ja, ja viņu saražotie produkti veikalos netiek atbilstīgi novērtēti un par tiem netiek atbilstīgi sanaksāts, nu tad Timermans eh, nozarei par to jāmaksā. Lauksaimniecība un mežsaimniecība faktiski ir vienīgās jomas šeit Eiropas Savienībā šobrīd, kas rada arī e, skābekli, nu, fotosintēzes rezultātā, tāpat arī oglekļa piesaist ar zināmām kultūrām, un tas arī jāatceras, kad mēs te nodarbojamies ar lauksaimnieku nomelnošanu. Paldies, Mortlers kundze, vai piekrītat zilās kartītes jautājumam? Nē? Mortlers kundze, vai esat gatavi atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Jā. Nu tad lūdzu, kolēģi. Mortlers kundze, jūs jau zinat, ka Nirnbergā šobrīd eh, norisinās eh, bioloģiskās lauksaimniecības tāda kampaņa, un tur šobrīd eh, lauksaimnieki šobrīd apgalvo, ka nē, ka ir vajadzīgi visi šie pesticīdi, mēslojums un tā tālāk. Bet vai jūs atbalstīsiet šo bioloģisko lauksemniecības sektoru? Jūs tagad sakāt, ka viss ir kārtībā, bet nē, vai tad nevajadzētu situāciju tomēr mainīt? Godātais kolēģi, Jūs tagad sakāt kaut ko tādu, ko es nebūtu neapgalvoju. Mēs vienmēr esam gatavi atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību, samazināt pesticīdus un tā tālāk. Un tagad nevajag uh, apgalvot, ka bioloģiskā lauksaimniecība vispār neizmanto ne pesticīdus, ne mēslojumu. Tās ir blēņas. Es jau nedomāju arī, ka ir iespējams dienas laikā pāriet uz pilnīgi bioloģisku un organismu, la, organisku lauksaimniecību. Es gribētu drīzāk uzdot jautājumu jums. Nu, pavaicājiet, kāpēc tad joprojām ir vajadzīgs ES atbalsts? Priekšādātājs runātāju pārtrauc. Mortlers kundze, paldies jums. Tālāk. Nākamais runātājs Jita Gutelanda. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs ēdiens un dzīve, dzīvība ir svarīga kā Eiropai, tā arī pasaulē. Un mums ir jāmaina mūsu lauksaimniecība, lai tā būtu vi no vidas, raugu, vidas viedokļa raugoties ilgspējīga. Adekvāts pārtiks ražošana ir svarīga zaļajā kursā, un pārtiks ražošana atbild par vienu trešdaļu no visiem izmešiem, un tas ir viens svarīgs eh, sektors, kas dod savu artavu daudzu sugu iznīcināšanā. Mēs daudz pēdējā laikā esam dzirdējuši arī par bišu bojā iešanu. Mums ir jāuzlabo lauksaimniecība, un es domāju, ka mūsu mērķim ir jābūt ilgtspējīgai lauksaimniecībai. Eiropas Savienības likumdošana un nodokļu maksātāja nauda ir jāvirza šajā virzienā. Mums ir jāstiprina bioloģiskā daudzveidība, jāatsakās no hormonu jaucējiem un jācīnās pret antibiotiku rezistenci. Veselīga pārtika, kas ir audzēta veselīgā vidē, tādai ir jābūt kopīgajai lauksaimniecības politikai. Paldies! Nākamais Kristensen kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es e, pats esmu zemnieks, un man šī stratēģija liekas ļoti simpātiska no lauka līdz galdam. Bet uh, uzturām tam ir ļoti daudz uzdevumu. Tam ir jābūt uh, uztur, tam ir jābūt bagātīgam, tam ir jābūt vidē draudzīgam, tam ir jābūt garšīgam. Varbūt, ka komisija var pateikt, ko iegūs patērētājs, kādā veidā uh, šī pārtika laukā būs ražota un e, audzēta veselīgāk. Un es vēlētos pajautāt komisijai, ko komisija vēlas sniegt visiem zemniekiem Eiropas Savienībā konkrēti, gan lieliem, gan mazajiem. Raugoties uz visiem zemniekiem Eiropā, tātad, ja visiem ir jābūt ilgtspējīgiem, uh, tad ko jūs piedāvāsiet visiem, maziem un milzīgiem zemnieku saimniecībām? Ko konkrēti? Paldies, saka prieksēdētājs, nākamais Vallas kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. No lauka līdz galdām tā ir lieliska iespēja izvēlēties holistisku skatījumu uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, nevienlīdzībām starp eh, dažādiem, dažādām valstīm. Un, uh, Mēs e, šajā stratēģijā redzam, ka atbalsts tiks sniegts arī ražotājam, un tomēr kāda būs e, šī maksa, kas tiks sniegta, piemēram, mazajām zemnieku saimniecībām. E, tas, ka tieši mazie ražotāji visā pasaulē nodrošina 70% uzturu visiem pasaules iedzīvotājiem, tas šķiet netiek ņemts vērā. Šobrīd, piemēram, pēdējos desmit gados eh, īrijā. Īrijā eh, ir lielas saimniecības, bet 70. gados eh, zemnieku saimniecības bija maziņas, un pēdējos gados tieši Eiropas Savienības un valdības īstenotās politikas dēļ īrijā ir mazo zemnieku saimniecību skaits samazinājies par 140 tūkstošiem. Paldies, saka prieksēdētājs. Nākamais Bogoviča kungs, lūdzu. Kvalitātnīšo un najbolj varno hrano. Paldies! Mēs galu galā vēlamies nodrošināt kvalitatīvus uh, uzturu produktus un vēlamies, lai lauksaimniecība norisinātos labvēlīgi videi, ņemot vērā dzīvnieku labturības standarts, un šai, šo mērķu sasniegšanai mums jāstrādā kopā ar lauksaimniekiem. Viņi ir tie, kuri palīdzēs mums zaļo kursu īstenot, un ar šo stratēģiju no lauka līdz galdam mēs cenšamies panākt tieši šos zaļā kursa mērķus. Šādā veidā E, īstenojam pasākumus KLP, KLP ietvaros, kur, piemēram, lauksaimniecība tiek veicināta, turklāt jāpadara lauksaimniecība pievilcīga arī jauniešu acīs. Viņam nevajadzētu baidīties no tā, ka vajag pārņemt saimniecības no vecākiem un tam līdzīgi, un e, nu, tikai domāt par to, kā samazināt pesticīdus un tam līdzīgi. Protams, ka lauksaimniecībai ir jābūt vidē draudzīgai, ir jābūt īsai piegādas ķēdēji un jābūt arī atbilstīgām cenām. Cenām, kas izdevīgas gan patērētājiem, gan arī ražotājiem, pašam lauksaimniekam. Un nedrīkst arī turklāt eh, nu, traucēt, šīs ķēd, traucēt šo ķēdu saīsināšanai no lauksaimnieku puses. Mums jāvirzās uz priekšu ļoti pozitīvi, nevis tikai izplatot bailes un draudus. Nākamā runa, nākamais runātājs Gunters Zīdls, priekšādātāja komisāra kungs no šīs stratēģijas, no lauka līdz galdam kopumā gaidu tādu tālāku atbalstu ilgspējībai. Patērētājiem, lauksaimniekiem, nozars pārstāvjiem visa šī pārtiks piegādes ķēde ir ļoti svarīga. Pārtiks nekaitīgums noteikuma attiecībā uz dzīvnieku labturību, bioloģiskās daudzvietības nodrošināšana, viss tas kopumā šeit iekļaujas šai kopējā pārtiks apgādes ķēdē. Uh, jāspēj atbilstīgi samazināt pesticīdu, ķimikālijas, eh, jāraugās arī uz to, ka pārtiku nedrīkst šķērdēt. Mums ir vajadzīga arī pavisam cita pieeja šiem tirzniecības nolīgumiem, eh, kas tiek slēgta ar valstīm ārpus Eiropas attiecībā uz pārtikas precēm. Jāsaka, šeit komisija ļoti izšķirīga loma spēlējama, jo šiem, šāda veida principam jāatspoguļos pilnīgi visās strat politikas stratēģijās. Paldies, nākamais runātājs Katain, Elsija Katainen. Kītos. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Pārtikas sistēma ir lielu izma, izaicinājumu priekšā, Un eh, šī stratēģija mums sniedz lielisku iespēju raud, raud, raudzīties holistiskāk uz pārtiks ķēdi. Un tomēr tas eh, nenozīmē, ka mēs eh, ierobežojam lauksaimnieku. Stratēģijā ir jāraugās plašāk nekā tikai uz ražotāju, jo arī pārtikas glabāšana, pārstrāde, sasaldēšana un izplatīšana, tāpat pārtikas patērēšana un izmešana ir jautājumi, kas ir jārisina un e, tas ir jārisina no dažādiem viedokļiem. Manuprāt, e, tieši godīgas tirzniecības direktīva arī ir jāiesaista šajā stratēģijā. Un es domāju, ka šī stratēģija ir e, instruments, kā raudzīties uz pārtikas ķēdes ilgtspējīgumu. Patērētājiem ir jābūt uh, apmierinātam un arī ražotājam. Tikai tad eh, Eiropas jaunieši varēs skatīties ar prieku mums acīs. Paldies, kolēģi! Gribēju informēt, ka šobrīd tiek pārtraukta pieteikšanās uz brīvām mikrofona procedūru. Ir ārkārtīgi daudz runātāju pieteikušies. Gribēju jūs vienkārši informēt, PST sarakstā redzu arī tādus runātājus, kas jau runāja pamatdebatēs, un tiem, diemžēl, vārdu dot nevarēšu. Tāpat nevarēšu dot vārdiem, kas jau uzdeva zilās kartītes jautājumus šais pamatdebatēs. Nu, un te ir trīs cilvēki, kas šādā kārtā pieteikušies, kas lūk jau ir debatēs piedalījušies. Bet tālāk došu vārdu Kristīnai Šnaiderai. Jā, paldies, paldies priekšādātāji komisāra kungs. Šie ambiciozie mērķi stratēģija no lauka līdz galdam attiecas ne tikai uz lauksaimniekiem, un viņi arī vienu pašu to visu nevar īstenot. Te kolēģi jau minēja, cik ārkārtīgi svarīgi šajā gadījumā vienkārši procesā iesaistīt lauksaimniekus. Un viņu saimniecības galvenais uzdevums ir radīt, ves, ražot veselīgus pārtikas produktus. Un mūsu kā politiķu rē, mērķis ir un uzdevums ir nodrošināt viņiem atbilstīgus darba apstākļus. Tikpat svarīgi ir pārliecināties, ka komisija šīs stratēģijas ietvaros domā arī par konkurētspēju mūsu saimniecībām šeit, Eiropā. Eh, Eiropas Savienībā un domāt arī par viņu konkurētspēju attiecībā pret pārējiem ražotājiem pasaulē. Nu, tā piemēram, ja runājam par pesticīdu samazināšanu, tad šis solis būs iespējams tikai tad, ja komisija un Eiropas parlaments iestāsies arī par jaunu tehnoloģiju izmantošanu un attīstīšanu. Un te ir vajadzīgs arī godīgs un taisnīgs atalgojums lauksaimniekiem par saražotajiem produktiem, tā lai būtu tāda cieņa pilna lauksaimnieku um, sabiedrība. Un Un jāsaka, arī jāinformē patērētāji, lai viņi izvēlētos tādus lauksaimniecības produktus, kas kopumā šo sistēmu padara par atbilstīgu. Un te svarīgs marķējums. Paldies, nākamais runātājs Klārā Gvilēra. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisāri. Daudzi šajā parlamentā sēdošie deputāti iestājas par veselīgu pārtiks ražošanas ķēdi. Mēs esam parakstījuši arī Parīzes nolīgumu. Mana politiskā grupa, tāpat kā arī cita politisko grupu pārstāvi, ir pārliecināta, ka šī programma ir laba. Jūsu piedāvātā stratēģija no lauka līdz galdam iet roku rokā ar eh, zaļā kursa idejām. Bet, eh, lai neizveidojās tā, ka tas rada grūtības lauksaimniekiem, tā vietā, lai viņiem palīdzētu. Mēs nevaram tikai un vienīgi iestāties par kādiem konkrētiem, kādiem konkrētiem ļaunumiem, mums ir jāizmanto bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi un jāsamazina pesticīdu lietošana. Ja lauksaimnieki neatbalstīs šīs idejas, tad stratēģija nedarbosies. Ja mēs visi kopā pie tā strādāsim, tad mums tas izdosies. Bet, eh, ja mēs uzspiedīsim kaut ko lauksaimniekiem no augšas, tad nekas neizdosies. Nākamā Alieva Velī kundze. Paldies, prieksēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi! Globālā plānā raugoties, Eiropas Savienība ir ilgspējīgas lauksaimniecības flagmanis, un tomēr es uzskatu, ka ilgspējīgu pārtiks ķēdi var nodrošināt tikai koordinējot visus eh, pasākumus. Ja mēs vēlamies eh, ambiciozu stratēģijas izpildēji adekvātu pārējais periodu, tam ir nepieciešams finansējums, un ir nepieciešams arī regulējošais satvars. Kā komisija nodrošinās dažādu finanšu avotu un dažādu stratēģiju kanalizēšanu uz lauksaimniecību? Tātad šī stratēģija no lauka līdz galdam, kā tiks nodrošināta saķera ar dažādām citām politikām. Protams, ka zemniekam ir būtiska loma spēlējama šā stratēģijas īstenošanā, bet eh, vai jūs radīsiet nepieciešamos pamudinājumus, lai to izpildītu? Tikai gadījumā, ja mēs eh, varēsim nodrošināt visu iesaistīto pušu iesaistīšanos, tikai tad mums izdosies izveidot eh, nepieciešamo. Tiek pārtraukts runātājs. Šoidrovs kundzei vārds nākamajā lūdzu. Komisāra kungs, eh, situācija ir pietiekami sarežģīta. Ticiet man, zemnieki šobrīd seko līdz debatēm šeit un arī komisijā, un zemnieki no mums sagaida, ka mēs viņiem sniegsim atbalstu. Protams, visiem ir skaidrs, ka klimata izmaiņas notiek. Tās eh, skar negatīvi arī zemniekus. Runiet ne tikai par zaļo kursu, runiet arī par kaut ko citu. Piemēram, ja Eh, kāda, ja raža iet bojā salnas dēļ Čehu, Čehijas republikā, tad eh, uz kultūrām uzmetušās slimības var pārmesties arī uz citām valstīm. Tas pats, kas, mums, kas mūsu savienībā ienāk no trešajām valstīm. Nākamais mazumtirgotāji. Ļoti daudz iegādājas pārtiku lielveikalos, un lielveikali bieži vien nosaka arī cenas. Kā jūs eh, sakārtosiet šo jautājumu ar mazumtirgotāju cenām? Jo ļoti daudz zemnieki, protams, ir par dabu, par mežiem, par to saglabāšanu, bioloģisko daudzveidību, bet kā viņiem konkrēti palīdzēt? Moretti kundze nākamā. Komisāra kungs, pārtikas ķēde ir atbildīga par vairāk kā 30% CO2 izmešu. Mums nepieciešama labāka ilgspējība un mums priekšā ir mēķi ražot vairāk, izmantojot mazāk resursus, garantējot kvalitatīvu un veselīgu pārtiku. Nenovērtēsim par zēmu šo politisko momentu. Pilsoņi gaida caurskatāmību un drošību, bet likumdošana kā tāda nepietiek. Nepieciešams radikāls izmaiņas sistēmas iekšpusē un mūsu dzīvesveidā. Jāpieņem holistiska pieeja. Nepieciešams labāks sinerģijas starp uh, politiku, veselību, lauksaimniecības politiku un uh, kam jābūt kā papildus elementam. Uh, mums ir nepieciešama apzināšanās arī no pār, patērētāja puses par uh, pārtiks vērtību un uh, par procesiem, kas eh, to atnes uz mūsu galdiem. Ir nepieciešama arī uniformēta vienota marķēšanas sistēma, kas informē patērētāju bez patērētāju ietekmēšanas un eh, informācijā jābalstās uz skaidriem zinātniskiem datiem. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Ludgens kundze, lūdzu. Kungs sevi labo priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Vispirms eh, es tiešām ticu, ka Eiropas lauksaimnieki ražo veselīgu pērtiku un patiesībā, protams, vispirms es vēlētos pateikties šeit visiem zemniekiem. Stratēģija no lauka līdz galdam patiesībā ir savu veidu salikt kopā ražotāju un patērētāju, bet eh, tam ir nepieciešama lauksaimnieku, zemnieku aktīva iesaistīšanās šīs stratēģijas īstenošanā, tieši tāpat kā arī patērētāju iesaistīšanās. Nu, un šajā pārējais periodā ir nepieciešams arī finansējums. Eiropas budžetā tam ir jāparedz nauda. Zaļais kurs to jau it kā ieskicē, bet uh, redzēsim, kā tas īstenosies. Un visbeidzot, aizsardzība. Aizsardzība kā patērētāju, tā lauksaimnieku, tā vides Tas e, ir saistīts ar kontroļu pastiprināšanu un galvenokārt kontrolas vajadzētu īstenot e, uz importētajiem pārtiks produktiem. Paldies par šo stratēģiju, komisāra kungs. Merci, merci. Paldies, e, Ludgen kungs. Nākamais runātājs - Šahīma kungs. Šahim, saka runātājs. Man uzvārdu zinās Šahim. Paldies, prieksēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Mēs eh, tiešām šo stratēģiju vēloties īstenot, eh, tā nav tikai un vienīgi lauksaimniecības politika. Tā, tas ir daudz kas plašāk. Adekvāts eh, pārtikas produkts Tam ir nepieciešama lauksaimnieku iesaistīšanās. 80% e, no visiem, no visas naudas, kas apgrozās lauksaimniecībā, aiziet e, pāris lielu multinacionālu uzņēmumu kabatās. Kāpēc mēs neiestājamies par mazajiem ražotājiem? Lauksaimniecība apgrozās miljārdu, un, protams, ka lielie vēlas tiem tikt klāt. Ļoti labi no lauka līdz galdam, bet uh, eh, lauksainiecībā ir nepieciešams arī ūdens, un šobrīd šķiet, ka nākamais karš būs karš par ūdeni. Mums par to ir jādomā. Paldies, saka prieksēdētājs. Nākamais Kaļinovska kungs, lūdzu. Bardzo, panie panie kom... Paldies, prieksēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Eiropas eh, lauksaimnieki sastopas ar jauniem izaicinājumiem, uz viņu pleciem gulstas jauni pienākumi. Tas viss ir ierakstīts eh, zaļajā kursā, bet eh, jaunajā daudzgadu finanses schēmā paredzētais eh, lauksaimniecībai budžets ir samazināts. Tiešajiem maksājumiem beidzot ir jānonāk pie reālajiem audzētājiem, un tas ir perversi, ka tie, kuri saņem tiešos maksājumus, lielā mērā nav zemnieki, bet gan zemes īpašnieki. Komisija, ko komisija domā par šiem, par jauno nodokli gaļai, ko komisija vēlas uzlikt gaļas izstrādājumiem, lai samazinātu gaļas patēriņu un lai samazinātu arī emisijas? Vai tiešām tas ir ierakstīts stratēģijā, un ja jā, tad vai tiešām jūs nedomājat, ka tas nāks par sliktu gaļas ražotājiem, proti lauksaimniekiem? Nākamais Avram kungs, Avrams kundze, paldies! Zaļais kurs šķiet ir viens no būtis, viena no būtiskākajām revolūcijām pēc industriālās. Lauksaimniekiem šobrīd būs jāražo veselīga pārtika simtiem miljonu cilvēku, bet eh, šodien lauksaimniecība ļoti daudziem šķiet pārāk dārga, nekontrolēta. Ļoti daudz zemnieki pamet eh, savas lauku sētas un vēl vairāk par to domā kur nāks jaunā, no kurienes nāks jaunā paudze, kas strādās laukos. Lai zaļais kurs reāli īstenotos, tad komisijai tā vietā, lai tikai un vienīgi nāktu klajā ar jaunām ambiciozām stratēģijām, vajadzētu padomāt par to, kā jauniešus piesaistīt laukiem, lai jaunieši atgrieztos laukos un lai tiešām pabeigtu šo zaļo kursu. Paldies, Sanders kundze nākamā! Paldies, prieksēdētāja kungs, komisāra kungs. Stratēģija no lauka līdz galdam. Tā ir ļoti liels potenciāls, lai sakārtot lauksaimniecības un pārtikas nozars, bet, lai to īstenotu, tai ir jābūt eh, vispārīgai un tai ir jābūt reālai ir nepieciešams budžets, nepieciešams budžets, kas spētu kaut kā atrisināt tās problēmas, ar kurām mēs šobrīd sastopamies. Nevar tā, ka mēs tikai paģēram no lauksaimniekiem vien naudu tam nesniedzot. Ir paredzēts KLP pārskatīšana, šobrīd mēs dzīvojam zaļā kursa ērā. Reālisms ko ar to domāju. Mums ir jābalstās uz zinātnieku teikto un nevis uz politisko ideoloģiju. Mums ir jābalstās uz jaunajām tehnoloģijām, jo pasaule, ja mēs to nedarīsim, aizskries mums priekšā. Lauksaimniekiem ir jāpiedāvā risinājumi. Atcerēsimies, ka šīs stratēģijas centrā ir tieši zemnieki Un e, zemniekam ir jābūt kā ekonomiski izdzīvot spējīgam, tā arī konkurēt spējīgam. Liels paldies, kundze! Tālāk nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Jūs vēlaties atsaukties uz darba, uz reglamenta punktu. Jūs teicāt, ka tie, kam ir uz, kas ir uzdevuši zilās kartītes jautājumu, nevar piedalīties brīvā mikrofona procedūrā. Nē, nu šai ziņā, man liekas, mums vajadzētu skaidrību. Man liekas, ka tā tas nav. Ja jūs to pašu nu, būtu teicis jau no sākuma, tad es nebūtu uzdevusi zilās kartītes jautājumu. Es domāju, ka ir iespējams darīt abus. Nē. Baigla kungs. Nu, jāsaka, tas nav tā paredzēts reglamentā, par to lem priekšādātājs ņemot vērā, ka ir tik ārkārtīgi daudz runāt gribētāja. Uh, un tā kā šobrīd pie priekšādātāja varas grožiem esmu es, tad tā nu, grasos rīkoties, jo vienkārši tiešām ir ārkārtīgi daudzi pieteikušies uzstāties, pārāk daudz runāt gribētāju, man kaut kādā veidā bija jāpieņem lēmums un šis skaits faktiski jāsamazina. Un tagad došu vārdu Bašēsku kungam. Pamulcumēs, domnule prešedinte. Paldies, priekšādātāji. Komisār kungs. Lauksaimniecība ir tā ekonomikas zoma, kas ārkārtīgi nozīmīga Eiropas Savienībai. Tā arī īpaši nozīmīga tieši Rumānijai. Diemžēl konkurence Eiropas tirgu lauks un lauksaimniecības jomā šobrīd uh, ir visai kro, izkropļota, un to, protams, kropļo subsīdiju līmenis. Ļaujiet man jums dot piemēru. Uz hektāru Rumānijā subsīdijas ir 190 eiro, Francijā tas pats skaitlis ir 420 eiro. Es jau negrasos šeit aicināt samazināt subsīdijas Francijā. Nē, tas nav mans uzdevums, bet es gribētu tāpat laikā aicināt palielināt subsīdijas arī Rumānijas lauksaimniekiem. Līdzīga veida lietas novērojam arī lopkopībā. Esam nonākuši pie tāda punkta, kur izēvielas šobrīd tiek importētas no eh, vecajām eh, es dalību valstīm, bet Rumānijā attiecīgi šīs izēvielas kļūst ārkārtīgi dārgas. Paldies, priekšādātājs turpina. Jā, Ulekas. Nākamais runātājs ir Lekas kungs. No nu, S&D grupas. Viņa nav klāt, labi. Tādā gadījumā došu vārdu Hildei Valtmans. Dankjewel, meneer de voorzitter. Priekšsēdētāji, paldies. Komisāra kungs, kolēģi. Šīs nu dienas bija ļoti dzīvīgas demats par šo stratēģiju no lauka līdz galdam. Domāju, ka ļoti labi, ka tās ierosinājām šeit parlamentā klausoties tajās, domāju, ka svarīgi atcerēties, lai mēs nevainojam lauksaimniekus pilnīgi visā. Protams, ka lauksaimniekiem jāiesaistās arī zaļajā kursā un tajā ietvertajos pasākumos, bet mums jābūt godīgiem. Pēdējos gados katru dienu tūkstošiem uz, uzņēmumu un saimniecību no, no Eiropas Savienības vienkārši pazūd, izzūd. Tas ir ārkārtīgi daudz. Mums ir visas šīs programmas, eh, kur, lūk, nezinu, saimnieks meklē sievu un tā tam līdzīgi televīzijā. Nu, bet vai nebūs tā, ka nākotnē mēs runā, īstenosim tādas programmas, kur Eiropa meklē lauksaimnieku? Mums tiešām ir kaut kas jādara, lai palīdzētu lauksaimniekiem izdzīvot, jāspēcina lauksaimnieku pozīcijas kopējā pārtiks ķēdē, jāatbalsta jaunie lauksaimnieki un jāpārliecinās, ka mm, cenas par viņu saražoto ir godīgas. Nākamā runātāja pietikainēns kundze. Jā, ļoti labi, ka komisija ir eh, nākus klajā ar šo stratēģiju no lauka līdz galdam. Un eh, atcerēsimies, ka tas ir eh, pārtikas ražošanas ilgtspējības pamatpilārs. Mēs runājam par pārtikas ražotāju un mēs mēģinām ražošanu, pārtikas ražošanu padarīt no vidas viedokļa ilgspējīgu, veselības viedokļa ilgspējīgu, balstītu uz zinātniskiem pētījumiem, bet eh, jā, mums vajadzētu varbūt parunāt arī par eh, trešo valstu situāciju. Ja mēs vēlamies tiešām apturēt klimata izmaiņas, tad mums ir jāiesaist arī citas valstis patreizējā Eiropas kopīgā lauksaimniecības politika nevar mūsu mērķus izpildīt, un vai komisija vēlas eh, kopīgās lauksaimniecības politikas eh, reformā ņemt vērā arī ilgtspējīgu pārtiku. Paldies, tālāk vārdu došu Sandrai Perērai. Priekšādātā paldies! Esam redzējuši, kā KLP ietekmē mūsu lai, laukus, cilvēkus, mūsu dzīves, un tāpēc esam nobežījušies arī par šo stratēģiju no lauka līdz galdam. Jānodrošina ja vienlīdzīgi ieņēmumi, taisnīgi ieņēmumi Ehm, lauksaimniekiem jānodrošina tas, ka cilvēki vairs no laukiem neaizplūst, tie ir milzīgi uzdevumi mūsu priekšā. Un ja mēs pie, pieejam tam visam tikai no liberālās puses, no konkurences puses, nostādot vienu pret otru, liekot viņiem savā starpā sacīnsties, liekot īstenot industriālas ražošanas metodus, mēs to nepanāksim. Pārtikas eh, apgādes drošība, šīs pārtikas ķēdes ar atbalstu mazajām saimniecībām būtu tas, uz ko mums būtu jāliek uzsvars tam vajadzētu būt daļai no stratēģijas e, šai no lauka līdz galdam, un nevis tas, uz ko jūs šobrīd izdarāt spiedienu, būs palīdzīgi. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Grazie, prezidente. Karo komis... Jā, kungs, paldies. E, Komisārs, šis ir tāds e, delikāts moments un jābūt skaistai, skaidrai koncepcijai. Lauksaimnieks strādo ar apņēmību un kaismi, un Un eh, šī vēlme strādāt tiek nodota no paudzes uz paudzi. Mēs te daudz runājam par izaicinājumiem, bet eh, lieta ir tāda, ka lauksaimnieki saskars ar problēmām katru dienu. Viņi gatavi jauniem izaicinājumiem, bet viņiem jābūt gataviem būt iesaistītiem. Mēs nedrīkstam viņus vainot. Ir eh, nepieciešama lauksaimniecība, kas neiet pretim zaļajām kursam, ir nepieciešama KLP, un tam ir jābūt kā Eiropas Savienības integrācijas elementam. Un, uh, Eh, tā ir eh, skaidra realitāte. Eh, ar to mēs nedrīkstam eksperimentēt. Mums ir pienākums ietekmēt informāciju, kas ir pieejama patērētājiem, nevar vienkārši būt uh, algoritmi un uh, gaismiņa sistēma, jo katram reģionam ir savs stāsts. Paldies, nākamais runātājs Milāns Ulriks. Kolegovia, my sme sa snažili tú stratégiu sfarbēt. Lielas paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Šeit eh, šodien runājam par stratēģiju no lauka līdz galdam, un reģionāla līmenī arī Slovākijā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc jādomā arī par eh, likumdošanas aktiem Eiropas Savienības līmenī. E, mums jāņem vērā tāpat laikā geogrāfiskās atšķirības un specifika. Arī tas lielā mērā šīs geogrāfiskās atšķirības ir saistīts arī ar cenu uh, Mm, augstumu. Reizēm mm, ir diezgan netaisnīgi noteikumi, piemēram, nerunā, kaut vai par šīm tiešajām subsīdijām, runājot tiešmaksājumiem, kas eh, Slovākijā ir krietni mazāki, un turpat blakus Austrijā šīs eh, subsīdijas ir krietni augstākas. Un, kā jau tika teikts, 80% subsīdiju pārsvarā saņem valstī 20% mm, uzņēmumu, kas ir tie lielākie, masīvākie. Mums ir jādomā par mazo lauksaimniecību atbalstīšanu. Mm, paldies! Nākamais runātājs Čio Daru kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia... Paldies priekšādātājiem. Šai stratēģijai vajadzētu runāt par trim lietām - par atbalstu lauksaimniekiem, Un te runā gan par subsīdijām, gan eh, fiskālām motivācijas schēmām, gan arī konsultējošo darbu. Turklāt jādomā arī, ka jādomā par to, ka preces tiek atbilstīgi marķēta, marķētas, vienlīdzīgi marķētas, standartizētiem noteikumiem pakļautas. Un nepieciešama arī saistoši mēri šai gadījumā. Es esmu pati no Rumānijas, un te novērojam, ka subsīdijas lauksaimniekiem ir pavisam citādākas apjomā nekā, piemēram, Vācijā vai Francijā. Tāpat laikā šie lauksemnieki taču ražo vienādas, līdzīgas lauksemniecības preces. Standartiem jābūt vienādiem visā Eiropā. Un tad, ja runājam par konsultējošām programmām, jādomā par to, lai lauksemnieki varētu piekļūt informācijai, mm, finansējumam un tam līdzīgi. Paldies, runātāji tiek pārkrauta. Nākamais runātājs. Šon. Šons Kelijs. Jā, ar šo programmu nepie, nepietiek. Te piekrīt kolēģim Volisam. Uh, šai ziņā piekrīt jums noteikti. Tāpat arī piekrītu, ka jābūt uh, atšķirīgai attieksmi pret lielajām un mazajām saimniecībām. Es domāju, ka tas attiec uz visu, visiem lauku reģioniem Eiropā. Jo šīs mazās saimniecības ražo taču vislabākajos vidas apstākļos, vidas aizsardzības apstākļos veselīgus uh, produktus. Un Un domāju, ka e, jāsaka, ka tas, cik liela ir teritorija saimniecībā, e, tam, nu, tas zināmā mērā ir atkar, sasaistīts arī to, kāda, kādas kvalitātes produktus e, saimniecība ra, ražo. Šai stratēģijā mums vajadzētu nodalīt divas kategorijas tās, kuriem patiešām ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Un Eh, un, tī, un, un kas tiešām ražo šādas pārtikas preces, kas ir uh, paredzētas lūk tiešai izmantošai, nevis kaut kāds tāds uh, rūpniecisks ražošanas stils, ko piekopja, piemēram, lielās saimniecības. Paldies! Komisāra kungs, jums tagad došu vārdu, jūs varat šīs debases noslēgt. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pirmkārt pateikties jums eh, par eh, izteikumiem. Nevarēšu atsaukties uz katru individuālu runātāju un eh, tā teikto, bet Debates ir bijušas ārkārtīgi interesantas, nepieciešams, tās notiek īstajā laikā, tā ka paldies Agri komiteja un Linskungam mums. Uh, Nav vēl šī stratēģija no lauka līdz galdam. Tas pagaidām ir notiekošs darbs progresā, un mums ir jālemj par zināmu tādu virzību, jo ir pieņemts lēmums par Eiropas zaļo kursu. Bet ir daudzas, ļoti daudzas idejas, un uh, izmantošu noteikti tās, ko jūs eh, šodien izteicāt. Eh, tik lielā mērā, cik būšu iesaistīts zaļajā kursā, centīšos jūsu idejas eh, izmantot šajā darbā, bet gribētu atgādināt, ka Kriekīdas eh, mm, komisārs, kas ir atbildīgs par veselību, Nu, jāsaka, arī šis portfels ir ļoti svarīgs attiecībā uz zaļo kursu, bet, protams, arī lauksaimnieki ir ārkārtīgi svarīgi. Es ļoti atbalstu to, ko jūs teicāt, un uh, arī es to teicu, ka uh, tas viss ir jādara ar un kopā ar lauksaimniekiem, nevis pret viņiem, tāpēc ir nepieciešami skaidri stimuli, tāpēc arī sākuma, sākumā izteicos par budžetu. Ja mēs vēlamies, uh, lai lauksaimnieki domā par, teiksim, labāku ūdens apsaimniekošanu, mazāk pesticīdiem, mazāk mākslīgiem mēslojumiem un citiem elementiem, nu tad ir nepieciešami resursi. Tātad tam ir jābūt pirmajā pīlārā ekoshēmām, un uh, tāpat ir iespējams arī darbības otrajā pīlārā, un tieši tāpēc budžets ir tik ļoti svarīgs. Jūs uh, runājāt par uh, šo sacīgo kārtību. Jā, arī es gribētu, lai stratēģija tiktu pieņemta, un tad tiktu uh, mainīta attiecīgi kopējā lauksaimniecības politika šajā virzienā, bet, diemžēl, mums ir lauksaimniecības politika no 2018. gada un tagad jaunā komisijas vadītāja uh, īpaši neapspriež KLP, jo tam nav laika šobrīd, un mēs atkal nevaram šo sadaļu tagad atvērt, bet ir nepieciešama zināma uh, pielāgošana, aktualizēšana, jā, te mēs sadarbosimies ar padomi, parlamentu, tā, lai KLP noteikumi nākotnē, kad zināmā mērā atspoguļotu stratēģijas, kuras mēs pieņemam. Domāju, ka stratēģija ir iespēja īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lauku saimniecībām, kuras tik ātri pazūd. Tās tik tiešām uh, izzūd. Un es domāju, ka Eiropā ir eh, noteikti vieta lielām saimniecībām, intensīvām saimniecībām un arī tādām saimniecībām, kas ir izmērziņā mazākas, kuras ir mazāk intensīvas vai ekstensīvas. Uh, Um, mazās saimniecības ir lielā mērā gatavas uh, šiem uh, ar vidi saistītiem izaicinājumiem, bet mēs negribētu, lai lielie mm, lauku īpašumi, lauku saimniecības uh, izskaustu mazās. Tātad nepieciešama ilgtspējība un līdzsvars. Un būtu jārod kopīga pastāvēšana visādu veidu lauksaimniecībām. Bioloģiskā lauksaimniecība ir svarīga, tā noteikti tiks attīstīta no, no lauka līdz galdam stratēģijas ietvaros. Bet, kā es teicu, tas viss nesaistās tikai ar saimniecības lielumu. Mēs gribētu veicināt bioloģisku patēriņu, tā lai bioloģiski ražota pārtika tiktu novērtēta, lai tās vērtība tiktu izprasta. Un jāsaka, te jau lauksaimnieki ļoti veiksmīgi darbojušies. Tā ir labākā pārtika pasaulē, kas atbilst augstākajām prasībām, tas tiek novērtēts un Tas ir mūsu sasniegums pasaules mērogā. Tāpēc mums ir nepieciešams aizsargāt savus pārtiks ražotājus. Daudz no jums uh, runāja par mūsu lauksaimnieku aizsardzību pret uh, importu. Jā, mums būtu jāprasa atbilstība tādām pašām prasībām un standartiem, bet, uh, protams, ir PTO noteikumi, un tas arī ir zināms ierobežojums. Tālāk par birokrātiju. Stratēģiskie plāni būs eh, izšķiroši svarīgi. Mēs pie, ties, pie tiem strādāsim. Varu jums apsolīt, ka šo plānu novērtēšanu, tad, kad saņemsim tos no dalību valstīm, es darīšu visu, kas ir manos spēkos, tā lai mm, birokrātija tiktu mazināta, lai tā mm, netraucētu lauksaimnieku darbu un dzīvi, jo tas dažkārt tā notiek, to es eh, apstiprinu tam piekrītu. Dāmas un kungi! Pateicos jums uh, sirsnīgi par uh, šo ļoti interesanto debati, ne tikai šajā uh, telpā, ne tikai parlamentā. Es domāju, ka lauksaimniekiem tagad ir lielāka noteiktība par mūsu izvēlēto virzienu. Gribu sniegt jums pārliecību, ka Eiropas komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, tā lai Eiropas zaļais kurs un stratēģija no lauka līdz eh, galdam, lai tur tiktu iesaistīti lauksaimnieki, lai gūtu visu Eiropas lauksaimniecību un visu mūsu kopējā nākotni. Paldies! Jā. Līdz ar to li noslēdzas diskusijas par šo darbu kārtības punktu. Un nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Tās ir debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Un pirmais jautājums ir par Gvinēju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem. Un vispirmām kārtām došu vārdu rezolūcijas sagatavotājiem. Pirmā no runātājām attiecīgi Herzbergeras Fofānas kundze lūdzu monsieur le président la republika de guinea vit une période. paldies gvinejas republika piedzīvo sarežģītus laikus ir pastiprinājusies vardarbība tā apdraud demokrātija politiskā vara un suverenitāte eh, tai ir jābūt cilvēku rokās cilvēku vēlme ir jārespektē un jāatspoguļo Kopš pagājušā gada, kad mm, tika paziņots referendums, kas eh, paredz mainīt konstitūciju, politiskā opozīcija, tāpat arī pilsoniskā sabiedrība ir apstrīdējuši šo projektu un eh, politiskais klimats ir ieslīdējis vardarbībā. Ir notikušas vardarbības. Eh, no visām pusēm ir ziņots par policijas upuriem. Tas viss ir radījis tādas ļoti stipras uh, emocijas un arī satraukumu no starptautiskās sabiedrības puses. Uh, Runātāji saka, es nespēju lasīt, kad ir uh, troksnis zālē. Renes kundze, lūdzu, ievērojiet klusumu priekšsēdētāju, bet es nevaru runāt, kamēr citi man šeit blakus un apkārt runā. Es atvainojos, saka runātāja. Policija ir izmantojusi sievieti kā vairogu, lai sevi aizsargātu no uh, manifestātājiem. Pasaule bija par to šokēta. Uh, šeit svarīgākais jautājums, no kurienes nāk šie vardarbība, kas to rada? Mēs uh, aicinām Gvinēju uzturēt, veidot dialogu no abām pusēm, lai risinātu šo jautājumu un lai izvērstu tādus līdzdalības procesus, lai varētu iesaistīt dažādus politiskos šos elementus mierīgā veidā. Mēs aicinām Gvinēju darīt visu, lai beigtu šo sakāpināto situāciju. Nav pieņemams, ka manifestētājus sit, ka izmanto asargāzi, citus vardarbīgus veidus. Gvinējas valdība ir likusi akcentu uz Gvinējas suverenitāti un ir norādījusi, ka neviena cita ārēja vara nevar pieņemt lēmums attiecībā uz Gvinēju, bet eh, valstī nedrīkstētu apdraudēt kādas iedzīvotāju grupas, kuras eh, neatbalsta valdošās partijas politisko līniju. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība izstrādātu partnerattiecības ar Āfriku, lai stiprinātu mūsu saiknes ar eh, dažādām uh, Uh, grupām, lai uzturētu tiesiskumu, cilvēku tiesības un uzturētu inkluzīvos demokrātiskos plus, uh, plus procesus pie mums un arī Āfrikā. Paldies! Vai varētu lūgt uh, jūs nākotnē, jo jā, es jums atļāvu, es jums devu vēl 45 sekundes papildus laika. Jo... Bet es tomēr gribētu aicināt jūs ievērot uzstāšanās laiku, un nākamā autori ir Marija Rēna Lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, Alfa Kondē kungam jāapzinās, ka viņa tre, projekts trešajam mandātam eh, veicinās stabilitāti reģionā un valstī. Pilsoniskā sabiedrība un opozīcija ir eh, saņēmušas ievērojumu represiju no Gvinējas drošībajiem spēkiem pret niebruņotiem demonstrantiem. Tas parāda to, ka uh, Eh, drošības spēkiem ir jāapgūst adekvāti rēģēt valstī krīzes gadījumos. Kopš pagājušā gada oktobra vismaz div, eh, vairāk nekā 20 eh, civiliedzīvotāji ir nogalināti. Kopsumā to skaits ir daudz lielāks. Valstī valsts iedzīvotājiem nav iespējas brīvi paust savu viedokli, un mēs aicinām Gvinējas valdību uzlabot manifestāciju pārvaldību, lai radītu drošu vidi demonstrantiem. No, nu, no otras puses, mēs pieprasām uzsākt izmeklēšanu pret vardarbību autoriem. Turklāt pieprasām nekavējoties atbrīvot ieslodzītās personas un atļaut viņām tiesības brīvi manifestēt. Tāpat mēs esam nobažījušies pār trešo iespējamo mandātu, kas varētu apgaudēt demokrātiju un tiesiskumu. Alfa Kondē ku, uh, vajadzētu paturēt prātā, no kurienes viņš nāk, un mēs aicinām uh, Eh, valdības vadītāji meklē demokrātisku risinājumu šai politiskajai krīzai, eh, izmantojot kā centrālo balstu cilvēktiesības. Mēs aicinām ārējās darbības dienestu uzsākt dialogu un mediāciju, lai varētu stāties pretī vardarbībām šo vēlēšanu sakarā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Čarneckis, viena minūte. Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Mišla... Dāmas un kungi, priekšsādātāji, es domāju, ka Beidzot, ir jāizdara spiediens no Eiropas Savienības puses. Nav vairs jēgas lūgties, eh, vest sārunas un mm, dot mājienus eh, mūsu palīdzībai, mūsu humanitārajai palīdzībai un ekonomiskajai palīdzībai ir jābūt atkarīgai no nosacījumiem, proši, proti vai tur tiek vispār ievērotas pamatnormas, pamatiesības. Gvinējas prezidents, viņam vajadzētu raudzīties eh, uz to, ka arī mūsu uh, um, pasaules daļā ir bijuši uh, vadītāji, kas zaudēja savu varu referendumos. Uh, Kamerons Brexit referendumu rezultātā un Renzī, piemēram, jo viņi organizēja šos referendumus. Viņi uh, zaudēja, un varbūt tas varētu būt arguments. Paldies! Tagad Eh, Vilanueva Ruiz, viena minūte. Pretestēt ir šis viena no cilvēktiesībām, un še, tā ir leģitīma atbild no tautas. Tomēr mēs vērojam, kā tiek eh, samazināts cilvēku un pilsoņu tiesības pasaulē. Represijas eh, tādas bija vērojamas eh, Čīlē, tādas notiek Āfrikā, Āzijā, notiek masveida rep represijas. Mēs pie, pievienojamies solidaritāti solidāri manifestantiem uz uh, E, ielām, Āfrikas pilsoniskai sabiedrībai, cilvēktiesību organizācijām. Mēs pieprasām pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus un atbrīvot cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus. Tāpat mēs vēlamies nosodīt Eiropas Savienības dubultos standārtus, kur sakās aizstāvam cilvēktiesības, bet piegādā bruņojumu, kur nerīkojas, lai Eiropas multinacionālie uzņēmumi respektētu cilvēktiesības. tiesības un nepiemēro cilvēktiesību klauzulas pašas savos līgumos, pat tagad no līgumā, eh, Kotonu nolīgumā. Paldies! Paldies! Tagad Legas kungs divas minūtes lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Tie, kuriem ir eh, jāmaina konstitūcija, lai paliktu pie vāras, vajadzētu uh, Uh, padomāt par citu karjeru. Tas, protams, attiecas uz Vladimuru Putinu un tam līdzīgiem cilvēkiem, bet tas attiecas arī uz Alkondē. Un, dārgie draugi, tā nav vienīgā lieta, kas diviem šiem prezidentiem ir kopīgs. Papildus viņu um, um, tieksmēm uh, apspiest pilsoņus, likt žurnālistus cietumos. Uh, par viņu darbu un uh, vajāt opozīcijas līderus, kas tikai pild savas uh, Um, demokrātiskās tiesības, Kondē un Putins uh, īsteno arī uh, uh, kopīgas uzņēmējdarbības projekts, piemēram, raktuvis. Un uh, Gvinējai ir kaut kas, ko Krievija grib. Rusom, Krievijas lielākais alumīnija ražotājs ārpus Ķīnas, um, no uh, Gvinējas gūst izēvielas, un līdz ar to Gvinēja ir uh, lielākais. Uh, Um, boksīta piegādātājs uh, Un tā tad nav nekāds pārsteigums, ka um, Krievija atbalstīja Kondē centienus palikt pie varas. Kopš 2002. gada 11 Āfrikas līderi ir pieņēmuši apšaubāmus pasākumus, lai paildzinātu savu uh, vadīšanas laiku, un Alfa Kondē varētu kļūt par 12. šajā nevisai glēmojošajā sarakstā. Ir jāzina, kad ir pienācis laiks atkāpties, jo Gvinējas iedzīvotāji. Uh, Um, um, viņu konstitucionālās tiesības ir jāievēro, viņi par to ir cīnījušies tik ilgi, Gvinējas iedzīvotāji ir pelnījuši ko labāku. Paldies, un tagad Oķiena kungs pusotra minūte, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētais kungs, godātie kolēģi. Kādreiz prezidents Alfa Kondē bija cerība demokrātiskai nākotnē Gvinējas republikā. Šobrīd viņa otrā termiņa noslēgumā tiek atliktas parlamentālās vēlēšanas un ir centieni mainīt konstitūciju, lai viņš varētu varbūt vēl trešo mandātu valdīt. Uh, Bet eh, vēl trakāk ir tas, ka tiek apspiestas demonstrācijas, jo cilvēki demonstrē pret šiem piedāvātiem konstitūcijas grozījumiem. Cilvēki vienkārši saka, mēs tam nepiekrītam, mēs vēlamies demokrātiskas vēlēšanas, tā kā mūsu konstitūcija mūsu valstī to paredz. Bet valdība apspiež šīs demonstrācijas, ap, apcietina opozicionārus un dāmas un kungi, to mēs nosodām un nedrīkstam pieļaut. Mēs sagaidām no valdības, ka tiek ievērotas cilvēktiesības un pilsoņu tiesības, bet ka opozicionāri uzreiz tiek atlaiksti brīvībā, kad apcietināti politisku apsvērumu dēļ, un uh, ir jāsaglabā demonstrēšanas tiesības, lai cilvēki varētu paust savu viedokli. Un vislabākais būtu, ja šie cilvēki varētu beidzot paust savu viedokli parlamentu vēlēšanās, jo demokrātisks vēlēšanas ir tas, ko ir pelnījusi Gvinējas republikas tauta, un tas ir arī uh, jānodrošina, ka tas notiek, uh, un nedrīkst atlikt vēlēšanas un konstitūcijas uh, izmaiņas ir jāatsauc, uh, kas ir piedāvātas, un Gvinējas tautai beidzot ir jānāk pie teikšanas. Paldies! Paldies! Tagad uh, no ETP grupas Kēlī kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kad Alfa Kondē tika ievēlēts 2010. gadā, mēs domājām, ka uh, sāksies jauna demokrātiska ēra Gvinējā. Bet daudzi cilvēki, uh, un viņš arī gribēja mm, tātad mm, pilnībā izmantot savu varu, un viņš vērsās pret uh, jebkādu opozīciju, pret visiem protestētājiem. Tagad mēs redzam, ka viņš gatavojas mainīt konstitūciju, lai uh, saglabātu savu amatu vēl ilgāk. Tātad nav pārsteigums, ka notiek protesti. Uh, Un viņi, tātad šajos protestos cilvēki saskars ar tādu smagu vēršanos pret viņiem, un tas, ko mēs šodien apspriežam, liek mums darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu, ka Alfa Kondē ievēro konstitūcijas noteikto. Tagad kolēģis Zoriņo pusotra minūte, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Par Gineju, Konakri, Pūš, antidemokrātijas vēģi, Alfa Kondē, eh, kurš valda jau divus termiņus, gatavojas referendumam, lai varētu iegūt jau trešo mandātu. Tāpat. Uh, uh, uh šīs eh, parādības ir izraisījis protestus valstīs, uz kurām tika rieģēts ar agresijām, kā rezultātā ir daudz bojāgājušie. Eh, tiek ierobežota eh, valstī preses un vārda brīvības, brīvība un demonstrantus apspiež policijas spēki nedrīkst pieļaut vardarbības eskalāciju valstī, ir e, jānodro, jānorāda valstī, cik svarīgas ir taisnīgas vēlēšanas un ir jānodrošina politisko partiju dalība demokrātijas izpildē. E, Gvinējas stabilitāte, tāpat kā tā kaimiņu valstu stabilitāte, ir ļoti būtiska un nevar būt e, pieļaujama situācija, ka atsevišķi politiķi apgrūtina uh, visas valsts dzīves apstākļus. Stāvoklis pieprasa mūsu uh, uh, vērību, uh, tā skaitā arī visas sab uh, starptautiskās sabiedrības uh, vērību. Paldies. Tagad no ID grupas Bērga kungs pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Nav ieslēgts mikrofons. Priekšsādātājs kundze, paldies. Esmu nedaudz pārsteigts, ka Gvinējas republiku mēs apspriežam šajos steidzamības jautājumos. Mēs eh, visi zinām, ka tur ir demonstrācijas un vārdarbība, bet ir eh, dažādi pieņēmumi šajā rezolūcija pad, eh, padome. Ehm, tātad pat šis padoms, ko sniedza uh, um, Amnesty International uh, ir tāds piesardzīgs, un tur tiek runāts par vardarbīgām demonstrācijām pret uh, valdību, un tad nav jābūt pārsteigtiem, ka arī um, reakcija no drošības spēkiem ir vardarbīga. Prezidents Kondē bija pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents Gvinējas republikā, un viņš teica, ka viņš uh, grib reformēt konstitūciju, jo tā ir vēl no koloniālajiem laikiem palikusi. Tā nav diktatūra. Viņš piedāvā referendumu par šo jautājumu. Ir plānots arī vēlēšanas, kas dod, dos iespēju vēlētājiem lemt par Gvinējas republikas nākotni. Viena no problēmām ir arī tā, ka vairākas um, opozīcijas partijas ne tikai draud boikotēt vēlēšanas, bet uh, draud pat neīstenot vēlēšanas. Un, uh, Eh, ņemot vērā, kādas vienmēr ir šīs eh, steidzamības debates, eh, vienmēr tika tikai bļauts un runāts, mēs varbūt varētu konstruktīvi runāt ar Gvinējas valdību par referendumu, par vēlēšanām, tas ir demokrātisks ceļš uz priekšu, mums vajadzētu atturēties, iejaukties lietās, ar kurām mums nav nekāda sakara. Mēs tādējādi varam tikai vēl sāsināt šo sarežģīto situāciju. Paldies! Tagad, kas tālāk, kungs, viena minūte, lūdzu. Grācie, prezidente, 2019 stātu. Paldies, priekšsādātājs. 2019. gads bija gads, kad mēs varējām konstatēt eh, manifestācijas daudzās pasaules valstīs, valstīs ar atšķirīgu kultūru, konst, eh, konstitūciju. Gvinējā tā ir vesela sociāla revolūcija ar prasībām pēc vairāk participatīvās demokrātijas jau no 14. gada norit manifestācijas eh, pret konstitucionālo reformu, ko ir iecerījis Konde. Turklāt tie šīs manifestācijas tika vardarbīgi apspriest, apspiestas no drošības spēku puses. Nereti lēmējiestādes izmanto vardarbīgas represijas, kad tām ir jāvēršas pret sabiedrisko domu. Līdz ar to stāvoklis ir visai satraucošs. Dargie kolēģi, mums ir jābūt ļoti vērīgiem. Uh, attiecībā uz notiekošo. Mēs pieprasām iekļaujošu dialogu starp visām pusēm, kā arī starptautiskās sabiedrības atbalstu, lai nepieļautu pilsoņu kāru. Pārtrauksim ieroču eksportu uz valstīm, kur tie var tikt izmantoti pret eh, tautu. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Marija Anīm. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Francijas ietekmes eh, laiks eh, Āfrikā ir pagājis. Šodien Gvinēja saskaras ar nopietnu mantojumu, ko ir atstājis koloniālais periods, kā arī neskaidrie iepriekšējās un esošās valdības solījumi. Saskaroties ar šo sastāvdaļu līdzsvaru trūkumu, Gvinēja Konakri saskaras ar nopietnu ietekmi no ārvalstīm, kas stāvokli neuzlabo apvienotās eh, nācijas eh, eh, var nākt ar saviem priekšlikumiem, bet Gvineja ir neatkarīga valsts un var brīvi mainīt konstitūciju, ja tā vēlas. Alfa Kondē šodien tiek pakļauts daudzām kritikām. Uh, attiecībā uz eh, viņa darbības veidu. Jā, nav pieļaujamas vardarbības pret mani eh, demonstrantiem, bet arī sabiedriskās kārtības pārkāpumi, kā to rāda daudz dokumentu, arī nav pieļaujami. Vai mēs vēlamies turpināt tikai uh, būt ar ietekmi Āfrikā, vai mēs vēlamies uh, to atļaut uh, E, Ķīnai, Indijai, Krievijai. Vairāk nekā desmit valstis Āfrikā ir nolēmušas mainīt savu konstitūciju, desmit e, prezidenti ir pagarinājuši savus pilnvaras. Kamerūnā viens prezidents valda jau vairāk nekā 30 gadu. Ja šodien mēs vēlamies būt ar nopietnu lomu, tad. Uh, Referendumā Gvinejas tautai ir jādod iespēja izvēlēties pieņemt vai noraidīt šo konstitūcijas reformu, un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai šis referendums notiktu legāli un godīgi, un pēc tam Gvinejieši paši izvēlēsies savu konstitūciju. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Tā kā 12. ir paredzēta balsošana un vēl ir vienas debatas un ir pieteikšies seši runātāji. Došu vārdu tikai vienam no katras politiskās grupas un tiem, kas ir pieteikšies pirmie no tautas partijas. Tas būs Starhovska kungs no sociāldemokrātiem, Lopes Agilāra kungs un no Goe Volisa kungs. Sāksim ar Starhovska kungu lūdzu. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Paldies, priekšsādātājs kundze. Godātie kolēģi, Es uzdodu jautājumu, kāpēc mēs um, apšaubām šīs debatas. Mēs taču vēlamies izdarīt ietekmi Āfrikā, mēs vēlamies panākt, lai Āfrikā būtu demokrātiska attīstība no kolorālisma, pārējot uz patiesu demokrātiju. Mani starp citu, priecēja uh, tas, ka uh, Kondē stājās prezidenta amatā 2010. gadā. Es sekoju viņa eh, darbībai, viņa politikai, un eh, man šķita, ka eh, politiskā situācija šajā ļoti skaistajā un bagātajā valstī pamazām mainījās, un tagad es vienkārši esmu pārsteigts, ka man jānoraugās uz to, kas kopš oktobra notiek šajā valstī. Tas nav normāli, ka cilvēki tiek uh, nogalināt, kad eh, pret cilvēkiem drošības spēki vēršas tik represīvi, ka pilsoņiem nav pieeja veselības aprūpei vai, piemēram, advokātiem, un tāpēc mums vajadzētu eh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai apsturētu vārdarbību priekšsēdētāji savulaik ievēlētās eh, demokrātiskā veidā Āfrikas valdības, bet pēc tam ir mainījušas kursas un sāk grozīt konstitūcijas un sasaukt pseido referendumus, lai eh, varētu eh, atrasties pie varas uz nenoteiktu laiku. Tas ir noteicošais ķēdes posms, kas norāda uz ziemesliem Eh, kāpēc eh, ir tik daudz eh, protestu. Pa šiem gadiem ir notikuši daudzi pārkāpumi šajā valstī, un tāpēc Eiropas Savienība ir jārīkojas, lai nepieļautu uh, uh, tika, eh, lai mazinātu migrantu plūsmu, eh, kura ierodas Kanārijas salās, domājot, ka tie ierodas Eiropas Savienībā, un lai radītu viņiem pieņemams dzīves apstākļus uz vies. Nākošais runātais kolēģis Valēs. Paldies, priekšsēd. Rezolūcijā nosūtam uh, ieroču vardarbību Gvinējas republikā, cilvēktiesību pārkāpums. Uh, Es nosodu cilvēktiesību pārkāpumus visur, bet šim parlamentam ļoti patīk nosodīt cilvēktiesības puspasaulē. Eh, un, ja redzam cilvēktiesību pārkāpumus tāds pašs Eiropas saimnībā, eh, tad ir savādāk. Eh, kopš novembri Francijas policija ar uh, mm, gumijas lodēm, asargāzi un citiem veidiem ir eh, regulāri vērsties vardarbīgi pret eh, miermīlīgiem demonstrantiem, pret eh, makarona e, e, liberālajām reformām. Pieci cilvēki ir zaudējuši e, rokas, citus ķermeņa locekļus šajos procesos. Nu, kā tad ir ar Francijas valdību un kā ar Spānijas valdību? Kāpēc viņi netiec pret kataloņu demonstrētājiem taisnīgi? Paldies! Un e, debati mm, noslēgs komisāres e, izteik, e, komisārs runa lūdzu dalī kundze. Eiropas Savienība ir sens Gvinējas partneris. Tā ir valsts, kas ir būtiski progresējusi kopš pirmajām demokrātiskajām vēlēšanām 2010. gadā, eh, kurās pie varas nāca eh, esošais prezidents Alfa Kondē. Valsts eh, stabilitāte un labklājība ir nozīmīga reģionam un arī Eiropas Savienībai kopš 2018. gada februāra, kad notika pašvaldību vēlēšanas sociopolitiskā situācija ir uh, pakāpeniski sāsinājusies. Jaunas konstitūcijas iespēja, uh, jauna konstitūcija pavērt iespēju prezidentam Kondē palikt spēkā pēc otrā un pēdējā mandāta un ir izveidota eh, vienota opozīcijas fronte, lai aizstāvētu konstitūciju. Tā ir izraisījusi pa, uh, pastāvīgas demonstrācijas pret trešo mandātu, un uh, drošības spēki ir uh, bargi izkliedējušies demonstrantus, tie ir aizturēti, demokrātiskās vārda brīvības uzskat paušanas nav. Um, respektēts. Daudz demonstrētāji ir uh, zaudējuši dzīvības, uh, tiek apgalvots, ka viņus ir nošāvuši drošības spēka. Eiropas Savienība ir atkārtoti aicinājusi uh, izmeklēt uh, šos gadījumus un uh, saukt pie atbildības tos, kas tos ir pastrādājuši. 1. martā uh, Eh, notikušās vēlēšanas tikai eh, palielināja spriedzi. Eh, bija šaubas par vēlētāju sarakstu šaubām, un divas opozīcijas partijas tādēļ boikotēja vēlēšanu rezultātu pārbaumi. 2015. un 2018. gadā bija divas ES misijas, kurās tika rekomendēts mm, rūpīgi pārskatīt ehm, vēlēšanu likumu, kas ehm, neatspoguļoja vēlētāju kopumu ehm, pienācīgi, bet šīs pārbaudas notika ļoti pavirši. Nesenie paziņojumi, ka nākamās vēlēšanas ies roku rokā ar referendu, kas ļautu prezidentam Kondē gūt vēl vienu pilnvaru laiku, ir vēl dziļāk sašķēlusi valsts. Tagad pastāv uh, skaidrs risks, ka uh, nestabilitāte varētu izplatīties un uh, polarizācija notikt uh, bīstamā veidā starp etniskajām uh, grupām. Uh, Eiropas Savienība ir partneris ANO, Āfrikas Savienība, Rietuma Āfrikas valstu e, kopienu e, aicinājusi, e, un šīs organizācijas arī ir aicinājušas uz mieru dialogu, ir jābūt caurspīdīgam, saprotamam vēlēšanu procesam, lai nodrošinātu vēlētāju dalību un vēlēšanu rezultātu akceptēšanu Katrai valstī ir tiesības grozīt vai modernizēt savu konstitūciju. Tomēr pamatlikuma izmaiņām būtu jābalstās uz iekļaujušām konsultācijām, eh, kā rezultātā tiek panākts plašs konsens. Šodien tādu neredzam. Referenda sarīkošana dažus mēnešus pirms prezidenta vēlēšanām nesaskan ar labu praksi, ko ir rekomendējusi Āfrikas uh, Eh, Savienība un Rietuma Āfrikas valstu kopiena. Rietuma Āfrikas uh, reģions ir savu demokrātisko uh, reputāciju ieguvusi pamatojoties uz šiem principiem, un tieši šajā kontekstā uh, augstā pārstāva Borela runas vīrs pagājušajā nedēļā aicināja uz iekļaujušu dialogu, lai nepieļautu vārdarbības tālāku eskalāciju un norādīja, ka ir jābūt caurspīdīgām vēlēšanām, kurās visas partijas varētu ņemt dalību Tikai tur, kur pilsoņu tiesības tiek respektētas un cilvēktiesību pārkāpumi tiek izbeigti, var tikt radīti priekšnoteikumi eh, šādam dialogam. Lai pie tā nokļūtu. Visiem spētājiem būtu pirmajā vietā jāizvirza Gvinējas vienotība un miers. Mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu šādā procesā, sadarboties ar saviem partneriem, uh, Eh, ANO, Āfrikas Savienību un Rietumu eh, Āfrikas valstu eh, kopienu. Eiropas Savienība turpina strādāt ar Gvinējas pilsoniskā sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvjiem, lai stiprinātu viņu apņemību cīnīties par demokrātiju un cilvēktiesībām. Gvinējas krīzē ir jāpaliek mūsu darba kārtības pašā užgalā. Paldies, komisāri! Debats ir beigušās, ir saņemts seši rezolūcija priekšlikumi, balsojums notiks šodien šodien. Nākamās debates par bērnu darbu izmantošanu Madagaskaras raktuvēs. Diemžēl eh, mēs esam iekavējuši, tādēļ es jūs aicinātu eh, šajā debatē zilās kartas jautājums neuzdot, es tos nepieļaušu. Eh, un rezolūcijas sastādītāja vārdā vispirms referents bilde viena minūte. Kolēģe, atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Jūlija 13 gadu, bet viņa vairāk skolu neapmeklēs. Par 20 santīmiem dienā viņa strādās raktuvēs Madagaskaras karstajā vasarā. Frederikam ir 8 gadi. Viņš strādā Vizlas raktuvēs, kur 11 tūkstoši e, e, bērnu tiek izmantoti. Ap 73 miljonu bērnu visā pasaulē tiek piesaistīti bīstamos darbos pārkāpjot starptautiskās tiesības e, ir grūti mest ar akmeni Madagaskaras valdībai, kuras pūliņu 16. gadā atzina amerikāņu darba departaments. Bet E, jāvaino ir pasaules ražošanas e, ķēde, un šajā gadījumā 87% Madagaskāras vizlas eksporta nonāk Ķīnā, lai pēc tam tos izmantot elektroniskajās iekārtās. E, mūsu Eh, te, eh, klauzulas līgumos eh, pagaidām paliek tikai uz papīra, kamēr pilnībā tiek mīdīts kājām cilvēktiesības, humanisms un etika. Paldies, nākošais runātājs kolēģis Ros, kolēģi Rose. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi piekrītam parlamentā. Uh, Eh, kā par to, ka jācīnās pret bērnu izmantošanu darbā Madagaskarā. Jebkāda atpakaļkāpšanās būtu nepieļaujama. Komisijas priekšsēdētāja Ursula Fonderlajena ir izziņojusi nulles iecietību pret bērnu darbu, bet būtu liekulīgi to teikt, eh, ne, eh, paredzot pietiekams līdzekļus. Un pirmais no tiem ir tirzniecības līgumi. Visos ir jāiekļau bērnu darba klauzula ar saistošām nodaļām Otrkais, otrais rīks ir uh, uzņēmuma uzcītības pienākums. Tas ir jāpadara par obligātu. To pieprasa vairākas valstis. Uzņēmumiem ir jākontrolē to piegādes un jārīkojas atbildīgi saskaņā ar SAO standartiem. Trešais rīks ir saistošie līgumi par cilvēktiesībām un multinacionāliem uzņēmumiem, kas tiek uh, diskutēti apvienoties nācijās. Uh, Padomieši ir jāpieņem jāpieņem šie teksti maksimāli drīz. Mēs sagaidām parlamentu spēcīgu reakciju. Čersimies pie darba. Paldies! Nākošais runātājs kolēģis Insīrs. Tänk om din telefon eller bil existēra po kost... Paldies! Priekšsādātāji! Iedomājieties, ja jūsu telefons vai jūsu mašīna būtu pieejama tikai, ja citiem būtu jācieš. 11 tūkstoši bērnu strādā raktuvēs Madagaskārā, Un uh, iespējams, ka tieši no turienes nāk daudzas mūsu um, automašīnu un uh, telefonu sastāvdaļas. Un man tiešām ir kauns, ka tā ir. Bērni tur strādā nepieņemamos apstākļos. Bērniem vispār nebūtu jāstrādā, viņiem būtu jābūt skolā. Nerunājot nemaz par šīm uh, raktuvēm, viņiem jābūt skolā, jābūt iespējai attīstīties un piepildīt savus sapņus. Visai sabiedrībai šeit ir atbildība valstī, starptautiskai sabiedrībai, privātiem sektoram. Mums ir jācīnās pret problēmas sakni, kas eh, daļai nāk no nabadzības, eh, un eh, mums ir jāveic pasākumi, lai pret to cīnītos. Eiropas un uh, citiem pasaules uzņēmumiem ir jānodrošina, ka tiek uh, ievērot viņu atbildība visā vērtības pievienošanas ķēdē. Nav pieņemami uh, um, pieļaut, ka cilvēktiesības un bērnu tiesības nav ievērotas. Tās ir jāievēro, uh, tās nevar būt uh, tirzniecības uh, objekts. Ja ir viens jautājums, par ko mēs esam viensprāts šajā parlamentā, ir uh, taču tas, kā mēs attiecamies pret visneaizsargātākiem cilvēkiem mūsu sabiedrībā, un tie ir bērni. Paldies, tagad Černecka kungs, vienu minūtu lūdzu. E, Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, reti ir tā, ka politikā mums ir darīšana ar tik vienkāršu izvēli. Šeit nav vajadzīgi nekādi skaidrojumi, šeit nevar būt nekādi vainu mīkstinoši apstākļi, kas šo situāciju varētu attaisnot. Uh, Katram no mums, eh, gandrīz katram no mums ir bērni vai mazbērni, un eh, mēs eh, labprāt atceramies, kad bērni bija mazi vai jauniešu vecumā. Iedomājieties, ja jūsu bērni vai mazbērni strādātu šādos apstākļos, to mēs nemaz nevaram iedomāties. Un um, pāri partiju robežām mums uh, ir tiešām eh, asi pret to jāvēršas, eh, tas ir mūsu morālais pienākums, ir jāapelē pie vērtībām, bet jāizdara arī eh, spiediens mūsu humānai palīdzībai, ir jābūt atkarīgai šīs, no šīs prakses iznīdēšanas. Tagad Šauca kungs viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, mēs šeit runājam, bet uh, 11 tūkstoši bērnu cieši strādājot eh, um, raktuvēs Madagaskārā. Daži no viņiem pat ir tikai 5 gadus veci, un viņi vienkārši domā, kā nopelnīt iztikt savām ģimenēm, bet mums uh, ir jānovērš šī praksa, ka tiek uh, iegūta vīzla mūsu uzņēmumiem. Eiropas Savienībai un īpaši Igaunijai ir jāuzņemas atbildība, veidojot uh, Eh, juridisko ietvaru, lai mūsu uzņēmumi izmanto tikai ētiski iegūtus materiālus. Mums ir vajadzīga pienācīga likumdošana par rūpības pielāku, pienākumu, ja mēs vēlamies eh, iznīdēt bērnu darbu kā uh, dzīves realitāti. Mums ir jāievieš taisnīgas tirzniecības politikas, uh, kas uh, nodrošinātu apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstīgas mērķu ievērošanu Eiropas komisija ir jāsāk dialogs ar Ķīnu un citiem uh, vizlas importētājiem, lai iznīdētu bērnu darbu izmantošanu Madagaskārā līdz 2030. gadam. Paldies! Paldies! Tagad uh, Zofko kundze trīs minūtes lūdzu. This resolution Priekšsādātāji, šajā rezolūcijā parlaments nosoda nepieņemamo bērnu darbu izmantošanu visās tā formās. Mēs aicinām atbildīgajām iestādēm ievērot bērnu tiesības un garantēt viņu drošību un neaizskaramību, un daudz bērnu strādā vizlas raktuvēs. Šie resursi tiek eksportēti un uh, cenas ir kritušās, līdz ar to aizvien iet plašumā darbspēka eksploatācija. Darba apstākļi ir uh, tiešām nepieņemami šajās uh, raktuvēs, uh, strādājošie cieši no uh, psiholoģiskām, fiziskām problēmām, no vardarbības, uh, un nabadzības izskaušana ir vienīgais veids, kā radīt priekšnosacījums bērnu darba uh, um, pārtraukšanai. Šeit ir jāveic uh, mērtiecīgi pasākumi nodarbinātības, izglītības jomā un sociālās aizsardzības jomā. Madagaskāra ir panākusi būtisku progresu, uh, paaugstinot uh, no 15 uz 6, 16 gadiem um, nodarbinātības vecumu. Madagaskāra pārskata arī savu uh, raktuvju kodeksu. Uh, un mēs aicinām Madagaskāru ievērtot arī starptautiskās saistības saskaņā ar sociāliem un vidas standartiem par pienācīgu darbu un cilvēka un bērnu tiesību respektu, bet līdz šim iestādēm nav izdevies eh, piemērot pienācīgas sankcijas, jo trūkst resursu. Uh, lai pienācīgi uzraudzītu situāciju un īstenot likumus. Mēs, kā Eiropas Savienība, varam darīt arī savu daļu. Šajā rezolūcijā parlaments aicina Eiropas Savienību pastiprināt atbalstu projektiem un iniciatīvām, kas ir vērsti uz uh, da bērnu darba apkarošanu Madagaskārā. Eiropas Savienība ir aktīvi apņēmusies cīnīties pret bērnu darbu ar tirzniecības un attīstības politiku, un šī pieeja pilnībā atbilst uh, komisijas priekšsādātājs eh, solījumam nepieļaut bērnu darbu izmantošanu Eiropas Savienības tirsniecības politikā. Godākā priekšsādātājs kundze, neviens bērns un neviens cilvēks nav pelnījis strādāt bīstamā vidē, kas apdraud viņa dzīvību. Um, un cīņa pret bērnu darbu ir ļoti būtiska arī mūsu politikā, un ar šo rezolūciju mēs raidām spēcīgu signālu visai pasaulē. Paldies! Lielas paldies! Nākamā runātāja Vautmans kundze. 1 minūte 30 sekundes, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze! Komisāres kundze, kolēģe, mēs šīs ainas esam redzējuši daudzkārt. E, man nācās to skatīt savām acīm. Bērni, kas sastājušies rindā, un viņus sūta strādāt raktuvēs. Tur, tiek, tur skatās, kurš ir pietiekami maziņš, lai ielīstu pa šādiem šauriem tuneļiem. Ja jūs esat to redzējuši, dārgie kolēģi, es jums to apzvēru. Jūs to padarīsiet par prioritāti. Bērnu, proti bērnu darba izskaušanu vēlākais līdz 2025. gadam. Ir vairāk nekā 125 miljonu bērnu pasaulē, kas tiek piespiesti strādāt tā vietā, lai uh, dotos mācīties skolās vai rotaļātos. Un man jāsaka, ka sarunas par šo jautājumu bija eh, grūtas. Daudz sieviešu iestājās par šo rezolūciju, un mums izdevās 11 tūkstoši bērni tiek sūtīti Madagaskāras raktuvēs. Protams, tā ir viena no trūcīgākām pasaules valstīm. Tādēļ mums ir jāpalīdz Madagaskarai. Uh, izbeigt bērnu uh, darbu. Viens no, uh, uh, no diviem bērniem uh, Madagaskarā strādā. Fonderlainas kundze, kuras fanēs esmu ir apsolījis, ka tā būs tās prioritāte. Tātad līdz vasarai, pirms vasaras, ir jānāk rīcības plānam no Eiropas komisijas puses, lai beidzot izskaustu bērnu darbu. Paldies. Nākamais ETP grupas vārdā kolēģis Kelijs, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Šis ir, e, šī ir viena no skumjākām rezolūcijām, par kādām esam runājuši šajā parlamentā, jo runiet par bērniem un bērnu nodarbināšanu. Šajā gadījumā niķeļa raktuvēs Madagaskārā jauni zēni, meitenes, pat piecgadu veci, kas strādā šajās raktuvēs tiek lēsts, ka 62% raktos strādnieki ir jaunāki par 18 gadiem. Tas ir šausminoši. Tas neļauj viņiem apmeklēt skolas un sasniegt savu pilno potenciālu nākotnē. Tas uh, atsaucas uz viņu veselību, īpaši plaušu veselību un arī augšanu. Un turklāt viņi tiek nodarbināti par ļoti eh, bēdīgiem eh, samaksu Tādēļ ir absolūti nepieciešams, ka mēs apņemamies izbeigt šo bērna eh, darbu līdz 2025. gadam. Tāds ir mērķis komisā, komisijai, un mums to vajadzētu censties sasniegt. Paldies, es un D grupas vārdā kolēģi Arēna vienu minūti. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šodienas debatēs es uh, jūtos noskaitosies. Es varu pilnībā piekrist, ka bērnu darbs Madagaskarā ir nepieļaujams, bet, darbie kolēģi, tad, kad vajadzēja pieņemt likumu par uzņēmumu vērību, tad labējie tautas partija riņu balsoja pret to. Tad, kad vajadzēja iekļaut ilgspējīgas attīstības nodaļu ar sankcijām vakardien e, Vietnamai, e, kas nepieļauj bērnu darbu, tad riņu un tautas partija balsoja pret to. Tad, kad ir uh, Eh, jācīnās eh, sakarā ar starptautiskiem tirzniecības līgumiem, kuros ir jāiekļauj uzņēmuma atbildība, tad Reņu un Tautas partijas grupa balso pret to, kad vajadzēja uh, uh, balsot par uh, asijai no rūdu uh, izsakojamību, tad Reņu un Tautas partija balsoja pret, bet tad sakiet man, uh, Eh, cīnīties pret bērndarbu un sagatavot rezolūciju, kas nav galīgi saistoša, tā ir liekolība, es to atbalstīšu, jo tas ir svarīgi, bet es uzskatu, ka mūsu parlaments rīkojas liekolīgi. Merci. Next... Paldies, nākamā runātāja, kolēģa Haransovā. Viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundzes, komisāras kundzes. 47 40% madagaskāriešu bērnu 5 līdz 8, 17 gadu vecumā strādā tā vietā, lai apmeklētu skolas. E, tādējādi viņiem ne tikai tiek atņemta iespēja mācīties, bet daudzi arī riskē savas dzīves ikdienas e, bīstamās e, darbietās kā raktuvēs. Katram bērnam ir tiesības izglītoties un baudīt dzīves standārtu, kas atbilst viņu fiziskajām, fiziskajām, mentālām, uh, Eh, un emocionālās attīstības vajadzībām bērnu darbā. Tas nav iespējams to nodrošināt. Eiropas Sanība ir apņēmusies izskaut bērnu darbu līdz 2025. gadam, bet, eh, ja tā, tad 5 gadi vēl būs jācieš eh, miljoniem bērnu Madagaskārā un citur, un daudz cilvēks tiks sagrauts. Izbeigsim bērnu nodarbināšanu jau ātrāk. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu valstis uh, Eh, pātrināt likumdošanas piemērošanu un visas darbības, kā, lai sasniegtu šo mērķu. Renew Europe grupa saka, komisijas apņemšanām ir jātiek īstenotām efektīvāk. Paldies! Nākamai, nākamā pirbakas skundze, pusotra minūte, ID grupas vārdā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Euh, šodienas teksts euh, attiecas uz pasaules ekonomika modeli - eh, nodarbināt bērnus par vismazāko atalgojumu. Eh, tas ir ultraliberālais un produktīvs modelis, ko atbalsta Eiropas Savienība, kas eh, beidzas ar bērnu eksploatāciju, kā tas notiek Madagaskaras raktuvēs eksploatēt bērnus. Tas ir Eiropas, vai tas ir Eiropas Savienības vēlamais ekonomiskais modelis? ID grupai. Nākotne ir vietēja, pragmatiska un nevis globāla bez robežām. Mums ir laiks veidot e, saprātīgu protekcionismu, kas patērētāju informē par e, ražojuma e, izcelsmi. Kā var runāt par ekoloģiju šajā sēžzālē tad, kad cilvēks netiek respektēt? Kā var runāt par e, to, ka Eiropā tiek ievalstas preces, kas ir ražots izmantojot bērnu darbu? ar nāciju Eiropu un saprātīgu protekcionismu, kas ir balstīts uz taisnīgu tirzniecību un vietēju tirzniecību, tas nenotiktu. Ar tādu Eiropu, kas aizstāv savas tautas nācijas, ar komisiju, kas strādā valstu interesēs un nevis otrā, tas nenotiek, darbie kolēģi. Uzklausiet tautu un balsojiet attiecīgi, ir jārīkojas. Merci. Would... Paldies! Lūdzu, jūs ievērot runāšanas laiku jo, eh, ja tā turpināsim, tad beigsim šo debatu 11.59. Lūdzu, nepārsniedziet runāšanas laiku. Zaļo vārdā tagad Heidi Hautala. Paldies, priekšsēdi, komisārs kundze. Mūsu moderno telefonu un eh, žilbinošo automašīnu eh, cilvēcīgā un vides cena kļūst nepanesama, jo mēs zinām, ka to var panākt tikai ar bērnu nodarbināšanu, piespiedu darbu, un patērētāji par to nekā nezina. Eh, viņi nezina, no kurienes nāk viņa produktu. Un ja parlaments eh, nopietni attiecas pats pret sevi šodien, eh, aicinot šo raktuvju izrakteņu ieviešanas aizliekšanu Eiropas tirgos, tad uh, Mēs varam e, tikai e, prasīt uzticības pienākumu pildīt, e, bet ar to nepietiek un ir jābūt šai obligātai, šim obligātam uzticības pienākumam Eiropas saimnes līmenī attiecībā uz ražojumiem. Nākamais runātājs Bielans, EKR grupas vārdā. Bērnu nodarbinātība Madagaskārā ir plaša problēma. Vairāk nekā 230 tūkstoši bērnu tiek nodarbināti raktuvēs, eh, bargos apstākļos. Jau no septiņgadu vecuma viņus eh, nodarbina šajās eh, raktuvēs, viņi cieši saslimst, viņus spiež strādāt ārkārtīgi bīstamos apstākļos. Neskatoties uz to, ka e, tika pieņems likums, kas regulē bērnu nodarbinātību, tas attiec tikai uz bērniem, kas jau vispār 15 gadu vecumu sasnieguši. Tas ir absolūti nepietiekams. Tādēļ aicinam Madagaskaras republiku respektēt bērnu tiesības, nodrošināt bērniem iespēju izglītoties un e, ievērot starptautiskos nolīgumus aicinām komisiju gādāt, lai tās Āfrikas stratēģija topošā būtu balstīta uz ilgspējīgiem attīstības mērķiem un bērnu tiesībām. Nākamais Šinčiča kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Fakts, ka Madagaskarā bērni strādā līdz pat 12 um, eh, stundām uh, dienā pa 40 uh, eh, centiem eh, dienā mm, indīgās raktuvēs ir šausmīgi, un Kongo arī notiek līdzīgi. To dēvē dāmas un kungi par neoliberālismu. Veca ļauna sistēma, kas iznīcina visu, kas ir tradicionāls, ekoloģisks, sociāls, lai daži gūtu peļņu daudzu cilvēku tiek iznīcināta. Tā ir sistēma, kas grauj sabiedrību, vidi. Tā ir ilgspējības antitēze, par kuru mēs šodien tik daudz runājam. Mums jārunā par nākotni eh, sistēmiski izmainot šo sistēmu un arī izēvielu īpašumu tiesības un pārtikas. Paldies, Hētmana kungs, viena minūte. Vairāk kā miljonu bērnu Madagaskarā spiež strādāt, tūkstošiem strādā raktuvēs ļoti bīstamos apstākļos. Ir panākts zināms progress, un tomēr ir nepieciešama izlēmīga rīcība. Aicinām Madagaskāras valdību eh, panākt pozitīvas izmaiņas, atsaukt um, certifikāts raktuvēm, kas nodarbina bērnus. Problēmas, sak, problēma saistīta ar nabadzību. UNICEF eh, lēš, ka 27% eh, Madagaskars iedzīvotāji dzīvo nabadzībā, vairāk kā 40% bērnu šajā valstī eh, nav pietiekami pāēduši. Problēma var apkarot tikai apkarojam nabadzību. Eiropas saimnības vienai no prioritātēm ir jābūt izglītības eh, garantēšana ikvienam bērnam, un tas ir nepieciešams ne tikai bērniem, bet valstī kopumā falātas kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Ja Madagaskarā 11 tūkstoši un visā pasaulē 150 miljonu eh, cilvēku eh, bargi strādāja un saslimst, lai mēs varētu labāk dzīvot, tad Eiropa ir izgāzusies. Uh, tad jāicina komisiju e, izstrādāt skaidru mandātu, lai tā konstruktīvi piedalītos ANO sārunās par to, ka ir jābūt e, obligātiem noteikumiem startautiskiem uzņēmiem, e, kas darbojas šādās valstīs. Ļoti žēl, ka padomu nepiedalās mūsdienas debatēs, šodienas debatēs. Uz brīvprātības pamata tas nedarbojas. Šīs globālās piegāžu ķēdes ir tādas, kurās ir šīs eksploatācijas. Tādēļ ir jāaizliedz bērnu nodarbinātība, un tam ir jākļūst par obligātu nosacījumu starptautiskajās attiecībās, tirdzniecības attiecībās. Ja mēs eh, runājam par bērnu tiesībām, bet eh, apstiprinām eksploatējušas tirdzniecības nolīgumus, tad tas ir liekulīgi. Mums ir eh, jāapņemas bērniem nodrošināt izglītību un pienācīgu dzīves apstākļu. Kolēģi Višņevska ir mūsu sarakstā, bet es viņu neredzu zālē. Ja viņa ir zālē, lūdzu piesakaties. Pretējā gadījumā došu vārdu kolēģim Biedronam vienu minūti. Paldies priekšsēdus kundze. Um, ja cilvēks strādā, kas ir pieauguši, tad tas ir labi, bet bērnu darbs ir jāsauc īstajā vārdā Tas neļauj um, iegūt izglītību, rotaļāties, pienācīgi attīstīties. E, diemžēl vairāk nekā pusi nodarbinātu Madagaskāras raktuvēs ir bērnu. Un vizla tiek iegūta um, Madagaskāras raktuvēs, ko izmanto um, sejas krāsām, automašīnu krāsām, daudz vietu plaši. Eh, un eh, tā ir eksploatācija, eh, bērnu eksploatācija, kurai ir jābeidzas. Un mums ir jāsāk šodien, tagad rīkoties izlēmīgi, jābeidz mūsu liekulība, ir jāpieņem likumi, kas aizliegtu bērnu nodarbināšanu visā pasaulē. Paldies, nākamā kolēģi Rafalska, viena minūte. Paldies, priekšsēdes kundze. Nav attaisnojuma eksploatācijai, jo tieši tā arī jāsauc bērnu nodarbinātība bīstamos apstākļos. Uh, Startautiskā darba organizācija lēš, ka visā pasaulē bēr, triek 351 miljā, miljonus bērnu vienai trešdaļai no viņiem eh, liek strādāt ļoti bīstamos apstākļos. Tas parāda problēmas dimensiju. Šāda dramatiska situācija Madagaskāras republikā arī pastāv. 47% dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Acīm redzot, tas ir galvenais iemesls eh, bērnu darba no izplatībai. Viens no trim bērniem nav pienācīgi paēdis, eh, Simtreiz biežāk eh, eh, sievietes dzimst bērnībās nekā manā eh, dzimtajā polijā. Bērni nav pēduši, tādēļ viņi strādā ļoti bīstamos apstākļos, visvairāk raktuvēs, vīzlas raktuvēs. Tādēļ mēs aicinām Madagaskāras valdības sargāt bērnus un viņu tiesības Paldies! Brīvajā mikrofonā ir pieteikušies eh, seši deputāti no trīs politiskām grupām, un es labprāt dotu vārdu vienam no katras politiskās grupas. Eh, komisāras kundze, es ceru, varētu eh, iztikt ar diezgan īsu atbildes runu. Ja jūs neiebildzīsiet komisāras kundze, tad tā rīkosimies. Pirmai došu vārdu kolēģei Novakai. Viena minūte. Mana valsts, Slovenija, ir neliela valsts, un tomēr mums ir ļoti ciešas attiecības ar no Madagaskāru. Daudz slovēņu uh, priesteri darbojas kā misionāri šajā salas valstī, eh, un viņi strādā ne tikai kā priesteri, bet arī viņi gādā par uh, turienes iedzīvotāju labklājību. Viens no labākiem piemēram ir misionārs Pēters Opekā. Uh, kurš eh, eh, strādā ehm, nabagu rajonos, eh, gādā par viņu mājokļiem, ierīko īpašas apmetnes, kurās bērniem tiek iespēja dzīvot pieticīgos namiņos un bērniem iet skolās. Viņš gādā par to, lai Eh, būtu darbs un izglītība, un tas ir lielisks piemērs trešās eh, pasaules atbildībai. Viņu dažreiz dēvē pa Madagaskāras pāvestu. Eh, lūdzu, ieņemt vietas klusi, došu vārdu kolēģim Ačinickim. Sīgra. Siničai, kolēģei. Paldies, priekšsēdus kundze Madagaskāra ir viena no pasaules trūcīgākām valstīm. Bērndarbs oficiāli ir aizliegts, un tomēr gandrīz 25% bērnu no 5 līdz 17 gadu vecuma vanīlijas, eh, vanīlijas plantācijās vai raktuvēs strādā vai arī kā mājaturības vergi. Tāda ir šo bērnu realitāte, eh, kas tūkstošiem iet strādāt eh, vīzlas raktuvēs, bieži tas notiek nelegāli, kas apdraud viņu veselību. Uh, un pat dzīvību par 20 eh, centiem eh, eh, dienā šiem bērniem ir jāstrādā raktuvēs, viņi ar rokām to mazgā, cieš viņu veselība, taču kopš 89. gada jau ir šādas realitāte aizliegt. Mēs nevaram tikai tajā noraudzīties. Mums ir jā. Ja spēr vajadzīgie soļi, jāsauc pie atbildības uzņēmumi, kas izmanto šī, šos materiālus un jāatbalsta trūcīgas valsts komisāras kundze. Mums e, runātāji pārtrauc. E, un kolēģis dalī, e, kolēģe nākamā lūdzu, ieņemiet vietas klust. Diez vai esam satikuši cilvēki, kas atbalsta bērnu darbu, un tomēr tas turpinās. Uh, Dieva dēļ vakar mēs vienojāmies. Mēs slēdzām vienošanos ar valsti, kurā pastāv bērnu dārbs. Vai jautājums jau kādēļ? Vai jums šķiet, ka šo bērnu vecāku Madagaskarā nemīl savus bērnus, ka viņi grib viņus sūtīt skolās? Protams, ka nē, mīl, bet viņi, viņiem nav cits iespējas. Viņi ir kapitālismu, rūpnieciskās lauksaimniecības. Uh, um, un klimata pārmaiņu upuri. Un mums ir Eiropas uzņēmumi, kas tur pelna naudu. Atvainojiet, bet šīs rezolūcijas ir uh, liekulīgas. Uh, tas ir kā aicināt vilku neapēst kazu. Uh, kur ir sodi, kur ir krimināla tiesiskās apsūdzības, kur ir uh, obligātā likumdošana? Mums nav vajadzīgas krokodila asaras, mums ir vajadzīga rīcība. Un tagad vārds eh, komisārai Elenai Dalī. Lūdzu, izrādiet arī cieņu komisijai, ieņemiet savas vietas eh, klusu. Eh, paldies! Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, pēdējos mēnešos esam redzējuši ļoti satraucošas ziņas, nopietnas ziņas par bērnu eksploatāciju. Uh, Eh, kas eh, notiek eh, iegūstot vīzlu Madagaskārā. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bērniem piespiedu kārtā, jā, nu man ir milzīga konkurence, saka komisārs Kunz. Es atvainojos, ko, kolēģi, varbūt jūs pamanījāt, komisāru pārtraucu savu runu, jo zālē vienkārši ir par skaļu. Lūdzu, uzvedieties klusu. Vai kāds manī klausās, saka priekšsēdētāji, lūdzu, ieņemiet savas vietas eh, klusām. Paldies! Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bērniem piespiedu kārtā ir jāstrādā šausminošos apstākļos un ka viņi nevar iet eh, skolā. Mums ir jārīkojas nekavējoties, bet mums ir arī jācīnās pret eh, šīs situācijas iemesliem. Uh, gandrīz 46 tūkstoši tonnas vīzlas, ko um, Madagaskāra uh, eksportēja. Um, 2018. gadā vairāk kā 90% tika uh, vēsti uz Ķīnu. Un tāpēc uh, ir jautājums, vai piegādes ķēdē tiek īstenots uh, rūpības pienākums. Un uh, arī valsts institūciju un Madagaskāras atbildības stiprināšana būtu jāizteno ar mūsu attīstības eh, sadarbības starpniecību, un tas būs ļoti svarīgi. Daudz deputāti noteikti zina, ka Eiropas Savienība jau ir veikusi pasākumus, lai novērstu piegāžu ķēdes riskus eh, attiecībā uz tās augtajiem konfliktu minerāliem, piemēram, eh, zeltu un citiem. Un, uh, regulējums stāsies spēkā nākamgad attiecībā uz šiem eh, konfliktu minerāliem. Priekšsādātāji atkal pārtrauc. Lūdzu, sēdieties savās vietās klusām, jo runā komisāri. Paldies! Labi. Mēs nedrīkstam um, noraudzīties, neko nedarot. Uh, uh, ka kamēr bērnu darbs, kas ir nesavienojams jēdziens, kā teica viens deputāts, kamēr tas turpinās, ir steidzami nepieciešams starptautiskiem uzņēmiem, kas iepērka vizlu un vizlas produktus, un arī Madagaskars valdībai ir jāuzņemas atbildība par šo problemātisko apstākļu risināšanu un jānodrošina bērntiesību ievērošana. Eiropas Savienībai ir jau ilgi skaidra pozīcija par rūpības pienākumu. Ne tikai valdībām, bet arī privātajiem uzņēmējiem šeit ir sava loma spēlējama. Eiropas parlaments eh, 2019. gada novembrī organizēja svarīgu pasākumu, kur tika uh, uh, uzsvērta um, te, uh, nepieciešamība steidzam risināt uh, šo problēmu ar bērnu nodarbinātību vizlas raktuvēs. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka Eiropas komisija nepieņem nekādā veidā uh, bērna dā, bērnu darbu. Un bērnu tiesību uh, konvencija uh, ir uh, jāievēro 2021. gads tika pasludināts par bērnu uh, darba izskaušanas gadu. Drīz komisija pāzi, uh, publicēs pētījumu par to, kā tiek ievērots rūpības pienākums piegādes ķēdē. Tur tiek izskatīts līdzšinējais regulējums, priekšlikumi un arī iespējas, kā varētu uzlabot rūpības pienākumu ievērošanu uzņēmumu darbībā un visā piegādes ķēdē lai Eh, novērstu negatīvu eh, ietekmu uz cilvēktiesībām un arī negatīvu ietekmu uz klimatu. Vienotajā tirgu nav praktiski, ja ir atšķirīga attieksme dalību valstīs. Un eh, ir skaidri redzams, ka šeit vienoti spēles noteikumi nāktu par labu. Tas radītu arī juridisko noteiktību uzņēmumiem un tādējādi varētu izmantot uh, arī iespējas, kas izriet no ilgspējīgas pārējas. Eiropas Savienība arī pilnībā atbalsta uh, daudzpusējas iniciatīvas, lai mazinātu piegādes ķēdes riskus un jo īpaši bērnu darbu. Mēs turpināsim strādāt, uh, um, veidojot uh, tirzniecības nolīgumus un citu starptautisko sadarbību gan Madagaskārā, gan citur, lai cīnītos pret uh, sociālajiem un ekonomiskajiem iemesliem, kas noved pie šādas situācijas, lai palīdzētu šīm ģimenēm, kas, uh, kas ir spiestas nodarbināt savus bērnus uh, raktuvēs. Paldies, komisārs Kundze! Līdz ar to debats ir noslēgtas un uh, ir iesniegt septiņi rezolūcijas projekti par uh, šodien runāto un par to arī tūlīt balsosim. Paldies! Dear colleagues, shall we start? Dargie kolēģi, vai varam sākt balsot? Before we start with the vote. Pirms ķeramies pie balsošanas, man ir paziņojums. Riņu Europe grupa ir paziņojusi eh, sekojošus lēmumus attiecībā uz amatiem. Katalīna Čeka nomaina Dikolā Dante ārlietu komitejām. Nikola Dante nomaina Gatlinčeku e, e, ITRE komitejā. Šie lēmumi stājas spēkā līdz ar šī paziņojuma nolasīšanu. Un tagad pāriem pie balsošanas. Vai ir reglamenta jautājums? Voorzitter, een eh, punt van orde. Priekšsēdētāji, eh, reglamenta jautājums. Vai jūs varētu eh, lūgt dienestus rīkoties, jo pagājušajā reizē mūs, mēs tikām pārpludināti ar e-pastiem sešiem simtiem identiskiem Tas apgrūtina mūsu darbu, lai aicētu rīkoties, lai šādas uh, parādības novērstu. Took... Mēs uh, pieņemam to zināšanai, es informēšu attiecīgos dienestus un papildu informāciju šajā sakarā. Jūs varat noteikt arī paši savus e-pastu filtrus, ja tā vēlaties. So we'll start... Un tagad pāriem pie balsošanas. Vispirms rezolūcija par uh, Gineju vardarbību pret manifest, uh, demonstrantiem par pret atturas pieņemts. On, um... Tālāk. Bērnu darbs Madagaskarā. Vispirms ID grupas rezolūcija. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk kopējā rezolūcija no sešām politiskajām grupām. Grozījums 1,7 identiski. Sākam balsot. Personāls balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. My apologies. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Pieņemts. Devītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Nepārbaudām. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums - personāls balsojums. Beidzam balsot. pieņemts. So. On... Tālāk piektais grozījums - ceļot rokas. Vai ir reglamenta jautājums? Lūdzu. Man nedarbojas balsošanas iekārta iepriekšējā balsošanā. Ieskaitiet lūdzu arī manu balsi. Excusez-moi. Atvainojiet, saka deputāts. Of... Saskaņā ar reglamentu. Nekas nemainās balsojuma rezultātā. Vai jūsu iekārta darbojās arī citos, nedarbojas citos balsojumos vai tikai šajā? Paldies par jūsu rieģēšanu, priekšsēdētāji. Tas ir saskaņā ar reglamentu. Ja jūs iekārta nedarbojas, tad mēģiniet pārsēsties citā vietā. Liekam uz balsojumu piekto grozījumu, ceļot rokas par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad rezolūcija kopumā. Ceļot rokas par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie Mecolas ziņojuma. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eiropas eh, parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu. On... Tālāk. Eiropas Savienības prioritātes ANO sieviešu status komisijas 64. sesijā. Vispirms ECR rezolūcija. Par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk piecu politisko grupu rezolūcijas priekšlikums. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais paragrāfs, pirmais punkts, sakotnējs teksts par. Pabeigsim šo balsojumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Bija reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji personālajā balsojumā tika izziņots ne, uz ekrāna nepareizs uh, grozījums. Mēs uh, balsojām par pirmo, nevis otro. Which... Mēs eh, uz ekrāna pārbaudījām otro daļu, ja es pareizi atceros, pirmajam grozījumam. Okay, we continue. Turpinām eh, balsojumu pirmais paragrāfs M punkts divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Pirmais paragrāfs M. Punkts, pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts V punkts pirmajā paragrāfā divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Pirmais paragrāfs X punkts 3 daļās. Pirmā daļa personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais paragrāfs - AA punkts divās daļās. Pirmā daļa - sāk par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pirmais paragrāfs DB punkts. Sākotnējs teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais paragrafs - JJ punkts. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas Pieņemts. F apsvērums divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts apsvērums kā divās daļās. Pirmā daļa par pret apturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums M ceļot rokas par pret atturas pieņemts Pieņemts. Un pirms mēs sākam galīgo balsojumu, atgādinu, ka nevajag izņemt kartīti no balsošanas iekārtas pirms balsošana tiek pabeigta, pretējā gadījumā balsojums netiek reģistrēts. Personāls balsojums sākam balsot.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 You, Kolēģi, lūdzu, tie, kuri nevēlas skaidrot savas balses, atstāt sēžu zāli klusam, lai mēs varam pāriet pie balsu skaidrojumiem. No change. <laughs> ne, tady to rozbity nějaký. To se nevypadá. You... Darbie kolēģi, lūdzu, atstājiet hemiciklu, ja nevēlaties eh, klausīties vai piedalīties balsojuma skaidrošanā, jo jūsu sarunas traucēs citus. So now... Un tagad varam pāriet pie balsojuma skaidrojumiem. Un sāksim ar Robertas Mecolās ziņojumu. Pirmais runātājs ir kolēģi, lūdzu atstājiet hemiciklu, ievērojot klusumu. Pirmais runātājs ir deputāts Ronca. Viena minūte. E, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Ar lielu gandarījumu es pieņemu zināšanai to, ka Frontex e, būs vēl viens instruments, lai apkarotu krāpniecību. Dokumentu viltošana ir ļoti ienesīgs e, rūpals viltotājiem un grib norādīt, ka Nabadzīgi cilvēki šādas iespējas neizmanto. To eh, dara tikai naudīgie, eh, un eh, tādējādi tas ir liels bizness, un tas ir ļoti riskanti Eiropas Savienībai un visai pasaulē. Un noziedzīgie tīkli, kas izmanto viltotus dokumentus, laiž tos apritē, tie uh, gūst uh, ieņēmumus, un um, viņi to izmanto, tāpēc, ka viņiem kaut kas ir slēpjams, viņi kaitē sabiedriskajai kārtībai, un šis būs ļoti uh, labs un vērtīgs instruments, un man ir prieks, ka Frontexam tas uh, būs pieejams un varēs uh, ļoti rūpīgi sekot šādiem viltojumiem. Paldies! Mūsu nākamais runātais Bručīnska kungs, lūdzu! Brzezinska kungs, lūdzu, jums viena minūte. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es, protams, eh, balsoju par šiem risinājumiem, kas eh, ļaus labāk izmeklēt noziegumus, eh, dokumentu viltošanu, izsakot šos viltotos dokumentus. Krasta apsārdze varēs īstenot atbilstošu sadarbību. Frontex aģentūra un attiecīgās iestādes eh, dalībvalstīs, kas ir atbildīgas par apritē esošo uh, dokumentu drošību, tām ir jābūt ātrākām nekā noziedzniekiem, un tāpēc gribētu aicināt komisiju, lai tāpēc iespējas drīzāk īstenotu šo regulu. Dalību valstīm ir vajadzīgi atbilstoši instrumenti, lai vēl labāk un efektīvāk apkarot šādu veidu noziegumus. Paldies! Un tagad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem par uh, es prioritātēm ANO sieviešu status komisijas 64. sesijā par šo rezolūcijas priekšlikumu. Pirmais runātājs ir Raila Kungs. Lūdzu. Priekšsādātāji, godātie kolēģi, es balsoju pret šo rezolūciju. Protams, ka mēs esam par sieviešu tiesībām, mēs tās, mums tās ir jāatbalsta, bet šeit tiek prasīts visādas muļķības, piemēram, uh, Uh, seksuālā izglītība jau agrīnā vecumā, lai atbalstītu bērnu dzimumu identitātes meklēšanu. Manuprāt, tās ir tādas slimas muļķības. Mums ir citas problēmas. Piemēram, Vācijā reizi trijās dienās tiek nogalināta sieviete. Kopš 2013. gada slepkavības skaits tikai pieaug un vārdarbība ģimenē ir pieaugusi. 3000 e, gadījumi 2016. gadā, un e, noziedznieki, noziedznieki lielākoties ir migranti. Un ne tikai noziedznieki, bet lielā mērā arī upuri ir migranti. No manas dzimtās pilsētas Esenas man ir skaitļi. Sievietes, e, kuras meklē patvērumu, uh, Uh, um, sieviešu mājās ir uh, 70% gadījumu uh, migrantes, un tās ir tās patiesās problēmas, uz kurām mums ir jānorāda. Paldies! Mrs. Joron. Tagad Jorons kundze, viena minūte. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, tā saucamais Eiropas parlaments vēlas prezentēt rezolūciju 64. anu konferencei. Mēs neko neatrodams par daudzām jaunajām sievietēm, kas ir nogalinātas eh, pār uh, eh, Eh, nogalinātajām sievietēm Salomīnā. Tas nav ne Irākā, ne Afganistīnā, Salomīnā neatrodas Bronksā, Salomīna atrodas uh, uh, Francijā. Tūkstošiem agresiju katru dienu, neskaitāmas izvarošanas. Jūs uh, aicināt institucionalizēt, izveidot starpsekciju, Eh, eh, sarakstu vai starpdzimumu sarakstu. Ko tas nozīmē pielikt eh, etiķeti ceturdaļu sievietes, ceturdaļu vīrietis vai trīs ceturdaļu vīrietis, viens ceturdaļu sievietes? Es atbalstīju mūsu ECR sabiedroto rezolūciju un balsoju pret šo tekstu. Mr. Tomak. Tomaka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, arī es balsoju par šo rezolūciju. Uh, rezolūcija, manuprāt, ir būtiski piešķirt mūsu vērību uh, sieviešu jautājumam. Vēl aizvien Eiropā ir sievietes, kuras ierodas no trūcīgiem apgabaliem, kuras saskars ar diskrimināciju dienā. Viņas netiek pārstāvētas, nesaņem pietiekam atal, atalgojumu. Un uh, viņām e, nav e, adekvātas apdrošināšanas e, sistēmas. Es domāju, ka ir vairāk jāizstāv sieviešu tiesības. Esmu pār šo sieviešu aizstāvību cīnīties, jā, ir jācīnās pret vardarbību pret sievietēm, un tādā veidā mēs varēsim šo parādību izskaust nākošais runātājs deputāte šai bija. Dargie kolēģi, jau otro reizi divu nedēļu laikā mēs balsojam uh, par rezolūciju uh, starp vīriešiem sievietēm. Pagājušā nedēļā uh, tas attiecās uz atalgojumu, šoreiz tas ir par Eiropas Savienības prioritātiem 64. jāno konferencei. Un Eh, kārtējo reizi šajā tekstā, kas tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu, es lasu, ka eh, risinājums nevienlīdzības izskaušanai ir palielināt eh, sieviešu pensijas un bez tam palielināt Eh, laulātā zaudējuma pensiju. Un kad es redzu, ka Re, eh, Francija, Reņū ir balsojuši par šo tekstu, kā mēs, es gribētu nosodīt dubūtos standārts. Jo šie kolēģi balso par, par šo rezolūciju un vienlaicīgi Francijā valdība, ko viņi pārstāv, Makrona valdība ierobežo piekļuvi šīm pensijām ar savu reformu. Pārtrauciet šo dubulto diskursu, ja tiešām vēlaties, lai līdztiesība būtu reāla. Paldies! Pēdējais runātājs ir deputāts Olekas. Vienu minūte. Paldies priekšsādētājiem! Dzimuma līdztiesība ir ne tikai viens no mūsu sabiedrības principiem, bet mums ir arī jācīnās pret nabadzību un jāveicina labklājība. Mums ir jāvēršas pret dažādiem diskriminācijas veidiem un jā likvidē algu un pensiju plaisa. Tāpat mums ir jāmudina vairāk sievietes pievērsties izglītībai, tīpaši jomās, kur sieviešu pārstāvība ir dzēma. Mums ir jācīnās pret vardarbību, pret sievietēm, tā skaitā sieviešu e, tirdzniecību, seksuālu izmantošanu, piespiedu laulības, ģenitāliju kropļopšanu un. E, Mums ir jāpārtrauc sieviešu izmantošanu kā vairogus e, kara konfliktos. Ar to mēs esam uzklausījuši runātājus un dzēdi pārtraucam līdz pulksten trījiem. Paldies! paní předsedající Labdien, kolēģi! Atsākam sanāksmi. Vakardienas eh, plenārsēdes eh, um, teksti ir pieejami un arī protokols ir pieejams, un ja nav komentāru par protokolu, tad tas ir apstiprināts. Tagad mums darba kārtībā ir komisijas paziņojums par eh, ceļu satiksmes drošību. Atgādinu, ka var pieteikties brīvā mikrofona un zilās kartas procedūrā gan parastajā, gan elektroniskajā veidā. Un kā to izdarīt, var izlasīt ienākot plenārsēžu zālē. Tagad sāksim debatas un gribētu uzreiz dot vārdu komisārei Valianai. Lūdzu, jums vārds, komisārs Kundze. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Labdien, godātie deputāti, dārgie kolēģi, un paldies, ka iekļāvāt eh, šo svarīgo jautājumu darba kārtībā. Tas ir svarīgs gan jums, gan man kā transporta komisārai, jo īpaši tāpēc, ka ja, tas man dod iespēju eh, ar jums dalīties savās domās, pirms došos uz Stokholmu 19. un 20. februārī jo notiks trešā globālā ministru konferences par ceļu satiksmes drošību. Mūsu pienākums ir darīt visu, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu Eiropas pilsoņu dzīvības. 25 tūkstoši cilvēku katru gadu iet bojā um, Eiropas Savienībā uz ceļiem un 135 tūkstoši cieši uh, negadījumos gūst ievainojumus. Tie ir nepieņemami skaitļi. Mums ir jādara vairāk, lai um, kaut ko um, panāktu, lai to labotu. Manā mandātā ceļu satiksmes drošība būs prioritāte un ar jūsu palīdzību mēs varam to padarīt par prioritāti visai Eiropas Savienībai. Neaizmirsīsim tomēr, ka Eiropa ir guvusi būtisku progresu. Uh, drošības eh, ziņā uz ceļiem eh, pēdējā, eh, pēdējos desmit gados. Mēs esam drošākais pasaules reģions un mums ir daudz pieredzes, ar kur varam dalīties. Tā ir iespēja patiesai Eiropas vadošajai lomai, ko mēs varam uzņemties. 1,35 miljoni cilvēku katru gadu visā pasaulē iet bojā uz ceļiem. Patiesībā jauniešu vidū tas ir pirmais nāves iemesls. Uh, Globālais mērķis par 50% samazināt bojāgājušo skaitļus ir um, mērķis, kas ir viens no ilgspējīgas attīstības mērķiem, un tas bija jāsasniedz šogad, bet tas nav izdevies, un tas neizdosies. Tas nozīmē, ka mums uh, nevajadzētu tomēr ambīcijas samazināt, mums uh, vajadzētu arī turpmāk pasaulē cīnīties par ambicioziem mērķiem un to es gatavojos arī ļoti skaidri paust Stokholmā. Zviedrijas infrastruktūras ministrs ir plānojis Stokholmā prezentēt tā saukto Stokholmas deklarāciju, kurā tiks aicināts uh, atjaunot pūliņus un jaunu globālu mērķi pieņemt. Es atbalstu šo deklarāciju un es ceru, ka tā tiks pieņemta, kā tas ir plānots. Nākamais solis būs ANO ģenerālās asamblējas rezolācija Un uh, komisija šo procesu ir atbalstījusi ar uh, mūsu birojiem uh, Ženēvā un Ņujorkā. Vispēcot, svarīgākais jau ir rezultāts. Eiropā mēs ieviešam uh, drošās sistēmas pieeju, kas ir visaptvaroša pieeja, veidojot sadarbību, labu pārvaldību un kopīgu atbildību. Un tā pievēršas visām jomām - infrastruktūrai, automašīnām, rīcībai un arī pēc avārijas uh, darbam. Šī sistēma pieņem, ka cilvēka kļūdas ir iespējams un cenšas to kompensēt. Braucēji un citi ceļlietotāji turpinās pieļaut kļūdas, jo kļūdīties ir cilvēcīgi un alkohols eh, un um, narkotikas var šo situāciju vēl pasliktināt, bet neviens nav pelnījis iet bojā uz ceļiem. Transporta ministri atbalstīja mūsu visā Eiropas mērķi samazināt bojāgājušo skaitu. Līdz 2030. gadam pirmoreiz mērķi ir ietverts arī mērķis samazināt ievainoto skaitu. Pirmie konkrētie pasākumi jau ir veikti pagājuši gadu pateicoties Eiropas parlamenta spēcīgiem atbalstam. Uh, mēs stiprinājām Eiropas noteikumus gan attiecībā uz drošu infrastruktūras pārvaldību un arī automašīnu drošību. Transporta līdzekļu drošību mēs turpināsim virzīt uz priekšu ambiciozu likumdošanu šajā mandātā un uh, ar prieku uzklausīšu jūsu uh, detalizētus komentārus. Bet turpināsim uh, strādāt kopā, uzlabojot ceļu satiksmes drošību šajā sistēmā. Uh, un e, jūs, e, kā likumdevēji, e, varat izdarīt spiedienu uz mums, uz dalībvalstīm, lai sasniegtu ambiciozākus mērķus un īstenot ambiciozus pasākumus mūsu vēlēšana apgabalos. Uh, Mēs raugāmies, ka mobilitāte būtiski mainās, klimata pārmaiņas prasa samazināt emisijas, digitalizācija atver jaunas, paver jaunas iespējas, vieglākai, drošākai, tīrākai mobilitātei, sabiedrība mainās un mainās arī pieeja autotransporta drošībai. Mums ir jāraugās, kādas ir tendences pilsētās un ko tas nozīmē neaizsargātiem ceļu lietotājiem. Mums ir jāizvērtē autonomo a, transporta līdzekļu ietekme. Uh, Mums ir eh, jārūpējas arī, lai pārmaiņas eh, nekaitē mūsu eh, vīzijai par um, nulles bojāgājušo skaitu Eiropā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, komisārs kundze. Tagad uh, politisko grupu vārdā uzstāsies deputāti un vispirms ETP grupas vārdā divas minūtes Tūnas kundze. Lūdzu, jums vārds. Es šodien atvēru avīzi un izlasīju lieliem burtiem, ka pirmajās šā gada 40 dienās simts gājēji ir nogalināti uz polijas ceļiem automašīnu triecienu rezultātā. Tātad 60% no šiem uh, Um, um, negadījumiem notika pie pārējām. Dargie kolēģi, godātā komisāra, man arī ir prieks, ka mēs šodien sesijā apspriežam šo jautājumu, jo ceļu satiksmes drošība ir dzīvības un nāvis jautājums tiešā vārda nozīmē, un situācija uz mūsu Eiropas ceļiem ir dramatiska. Pagājušajā gadā Eiropas Savienība pieņēma pasaulē uh, visambiciozākās prasības uh, Eh, drošības prasības transporta līdzekļiem, atcerēsieties, ka tās būs jāpiemēro 2022. gada jūlijā, un eh, tas varētu samazināt būtiski bojāžāgājušo skaitu uz Eiropas ceļiem. Bet daudzi saka, ka pat vislabākie tehniskie risinājumi neuzlabos eh, situāciju uz ceļiem, ja ceļa lietotāji rīkosies bezatbildīgi. Eiropas Savienībai ir jāizglīto, to es bieži dzirdu. Uh, bet Eiropas institūcijām, diemžēl, nav um, izglītības, televīzijas, radioprogrammu kompetences. Mēs nevaram arī organizēt uh, autobraucēju kursus un tam līdzīgi. Komisārs Kons, dargie kolēģi, mums ir jāsadarbojas ar mūsu dalību valstīm daudz ciešāk. Uh, lai sasniegtu būtisku bojāgājušo skaitu samazinājumu uz ceļiem. Jā, komisārs kundze, tāds ir mūsu mērķis - sasniegt šo nulles vīziju, sasniegt šo mērķi, lai neviens neietu bojā uz ceļiem, un mēs esam sagatavojuši um, tādus uh, pozitīvus uh, piemērus. Uh, No Londonas, Helsinkiem un Oslo mēs redzam pozitīvus piemērus. Viņiem ir izdevies uh, pat panākt, ka neviens neiet bojā šajos negadījumos un mācīsimies no tiem, kam tas ir izdevies. Paldies! Paldies! Tagad sociāla demokrātu grupas vārdā 3,5 minūtes Danielsona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisārai Valēānai par viņas ievadvārdiem. 500 cilvēku iet bojā katru nedēļu uz Eiropas ceļiem. Tas atbilst uh, divām uh, lidmašīnām, ja tās nogāstos Eiropā, un tas, protams, būtu pilnīgi nepieņemami. Bet uh, ceļi skaitļi arī ir pilnīgi nepieņemami, un mēs pat runājam par uh, vēl sliktākiem skaitļiem - 6000 uh, cilvēku gadā un citās valstīs. Un neskatoties uz to, ka mēs samazinām bojāgājušo un ievainoto skaitļus, tie tomēr ir pārāk augsti. Un tāpēc mums ir jāpaceļ um, ceļu satiksmes drošība augstu mūsu darba kārtībā gan Eiropā, gan um, pasaulē, un šī te nulles vīzijas pieeja, kā teica Valēns kundze, teica, ka, tātad viņa teica, ka tā būs prioritāte arī turpmāk mums ir jāturpina dot savus ieguldījumus, lai sasniegtu ilgspējīgas attīstības mērķus. Ja varam ātrāk to izdarīt, tad darīsim to ātrāk. Un būtu labi, ja vismaz par pusi mēs varētu uh, šo skaitu samazināt. Man ir prieks, ka Zviedrijas uh, Infrastruktūras ministrs mans partijas biedrs uh, organizēs šo globālo konferenci nākamnedēļ Stokholmā. Mums ir jāuzlabo ceļu satiksmes drošība, lai tas nāktu par labu visiem, gan pasažieriem, gan gājējiem, visiem, kas lieto uh, ceļu, arī um, strādniekiem uz ceļa. Tas ir būtiski. Kā jau komisāra teica, daudz no šiem negadījumiem varētu novērst. Mums ir uh, jāņem vairāk vērā arī e, nejauši e, gadījušies cilvēki e, šajos negadījumos. Katram vajadzētu justies drošam, kad viņš iet uz skolu vai uz darbu, ja būtu labāka infrastruktūra un labāk tiktu analizēti ātruma ierobežojumi. Varbūt, ka tad ceļi kļūtu drošāki, bet tad būtu arī mazāk emisiju, un tas mums varētu palīdzēt sasniegt klimatas mērķus ar ceļu satiksmes drošības starpniecību. Finansējumam vienkārši vajadzētu vienmēr arī pievērsties ceļu satiksmes drošību. Mums vajadzētu ne tikai paaugstināt prasības, bet nodrošināt arī, lai uh, transporta līdzekļu testi būtu pielāgoti. Uh, neskatoties uz to, ka puse e, pasaules iedzīvotāju ir sievietes. Pētījumi rāda, ka sievietēm ir par 75% lielāka iespēja uh, uh, iet bojā autonegadījumos nekā vīriešiem, tikai tāpēc, ka šie uh, testi netiek veikti uz piemērotiem, uh, ar piemērotiem parametriem. Uh, beidzot, tas ir pieejams un to vajadzētu darīt. Mums vajadzētu sākt pielietot atbilstošas uh, lēles šajos uh, triecienu testos uh, transporta līdzekļiem, lai uh, novērstu šo atšķirību. Līdztiesība šeit tātad arī ir svarīgs aspekts. Uh, Es ceru, ka šīs šodienas debates eh, raidīs signālu eh, nākamnedēļ notiekošajai ANO konferencē, proti, ka mums ir jāsadarbojas, lai sasniegtu mūsu globālos mērķus un glābtu dzīvības. Noslēgumā gribētu tikai pateikt, ka kamēr šeit runāju, šodien um, deviņi eh, cilvēki ir gājuši bojā autonegadījumos, tas ir pārāk daudz. Sāksim strādāt, lai to apturētu. Paldies! Paldies tālāk Riņu grupas vārdos četrām minūtēm Valters Fligu. Paldies priekšsēdētājs. Katru gadu 500 tūkstoši cilvēku iet bojā uz ceļiem pasaulē un iespējams, ka Mēs visi pazīstam kādu tuvīzi, mums visiem ir bijis kāds tuvinieks gājis bojā kādā ceļu satiksmes notik, not, eh, negadījumā. Mēs apzināmies to, ka droši, kādas ir drošības problēmas uz ceļiem, un mums, mēs zinām, kā to varētu mazināt saskaņā ar pasaules veselības aizsardzības datiem. Eh, ap, uh, 1,35 miljoniem cilvēki iet bojā pasaules ceļiem, un ļoti daudzi no tiem ir jauni vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Nosauktie skaitļi parādā cilvēku mobilitātes nepieļaujamās izmaksas. Mums ir nulles redzējums un uh, Mūsu mērķis eh, bija eh, no 10. Eh, līdz 20. gadam par 50% samazināt bojā gājušo skaitu. Mēs to neizpildīsim. Mums neizdevās tos sasniegt. Mūsu mērķiem ir jābūt ambicioziem, bet reāliem. Valstis, kurās ir vismazāka drošības, ir Bulgārija, Rumānija un Horvātija. Šajās valstīs ir divreiz vairāk vidēji bojāgājušos ceļiem nekā vidēji Eiropā. Bet šo valstu vadītāji nav sliktāki kā, piemēram, Zviedrijā vai Dānijā. Bet atšķirība ir tā, ka manas nosauktajās valstīs ir vecāki transporta līdzekļi un sliktākas kvalitātes ceļi. Komisāri, Mēs nevarēsim mērķi sasniegt bez revolucionāriem pasākumiem tehnoloģijās, kuri tiks izmantoti uz ceļiem un tehnoloģijas attīstās katru dienu. Mums ir jāuzdod sev jautājums, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai mēs sāktu tās uh, Uh, uh, lietot, pie taiskaitā koplietošanas automašīnas, autonomie transporta līdzekļi ir tikai daļa no šiem aspektiem. Tāpat ir CO2 izmešu problēma, kas jāņem vērā. Tā ir nozīmīga problēma mūsu pilsētās. Jaunas tehnoloģijas varētu palīdzēt mazināt cilvēka kļūdu skaitu kas izraisa ap 90% no visu negadījumu uz ceļiem. Līdz pat 30. gadam mums būs jāstrādā dalība valstīs, lai uzlabotu ceļu drošību. Ir jābūt labai apkopes struktūrai, labām infrastruktūrām, jābūt drošiem ceļiem lai varētu mazināt negadījumi ietekmi, ja tāda ir, bet arī ir jāsamazina dažādie e, nodokļi eiro 5 ziņā, jo tie ir vislabākie, drošākie transporta līdzekļi negadījumu ziņā. Tāpat arī mums ir jācīnās par drošības ceļiem jānodrošina laba apmācība, tas pat ir ļoti svarīgs aspekts pat ja tas neizklausās tik fascinējoši kā jaunās tehnoloģijas. Bet vai daudz jauniešu tiek pakļaut riskam, jo viņi neapzinās to, cik svarīga ir apmācība. Komisāri, mēs nevaram e, negribam pieļaut eh, bojāgājušo skaitā avio katastrofās, lūdzu, speriet šos šādus pašus soļus ceļu satiksmes drošības ziņā. Paldies zaļo grupas vārdā uz divar pus minūtēm deputāta Tilīmeca. Paldies priekšsēdētāji. Eh, ko? Godātā komisārs kundze, katru nedēļu Eiropas Savienībā 500 cilvēku iet bojā uz mūsu ceļiem. Uh, tās ir divas veselas lidmašīnas, kas uh, nokāstos. Nekad mēs nepieļautu tik daudz bojāgājušo uh, aviācijā. Kāpēc mēs to akceptējam uh, ceļu satiksmē? 280 miljārdi eiro ir zaudējumi, ko izraisa um, šie negadījumi un, protams, ir šīs cilvēcīgās stratēģijas. Es atbalstu komisijas uh, solījumu uh, Eh, drošības politikas jomā, eh, ceļu satiksmes drošībā. Un eh, tātad šis mērķis samazināt bojāgājušo skaitu uz pusi un arī vīzija nulle ir jāsasniedz ar tehnoloģiskā progresa un mākslīgā intelekta starpniecību. Uh, Eh, satiksmes drošība varētu būtiski uzlaboties, jo 94% negadījumu izraisa tieši cilvēka kļūda. Automatizēts eh, ceļu satiksmes sektors tomēr eh, var radīt arī jaunus izaicinājumus un riskus, kas ir jārisina, piemēram, jauna infrastruktūra mm, bezpilota. Um, Automašīnām ir arī ētiski jautājumi par atbildību un uh, vīdes un veselības problēmas. Uh, Un gājēji ir visnekaitīgākie um, satiksmē nevienu neapdraudot, bet viņi ir vislielākie upuri negadījumos, lai uzlabotu ceļas satiksmes drošību un samazinātu bojā gojušo skaitu. Mums ir uh, jāizvēlas jauna pieeja pilsētu plānošanā. Uh, dodot priekšroku gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskajam transportam. Mums ir vajadzīga jauna e-stratēģija ilgspējīgai un drošai mobilitātei. Un kā jau jūs teicāt, komisārs Kundze, jums ir stratēģija un man prieks, ka tā ir. Un stratēģijas ietver arī uh, pasākumus un es ceru, ka jūs uh, paliksiet uzticīgi saviem vārdiem. Un uh, tiešām jums svarīga prioritāte būs ceļu satiksmes drošība turpmākajos gados. Paldies! European... Paldies, un tagad konservatīvo vārdā eh, Kosma Zlotovskis. Paldies, priekšsēdētāji. Godēmo komisāru. Eh, jā, Drošības eh, uzlabošana visiem satiksmes dalībniekiem, gan šoferiem, gan gājējiem, gan riteņbraucējiem ir liels izaicinājums gan eh, dalībvalstīm, gan Eiropas eh, komisijai. Ja mēs raugāmies uz statistiku, tad um, pamanīsim, ka um, arī geogrāfiskie apstākļi nosaka um, bojā gājušo skaitu. Mazatīstīgākās valstīs ir vairāk bojā gājušo skaitu Eh, pārāk bojāgājuši, un 55% negadījumi notiek eh, lauku reģionos. Es domāju, ka eh, tā ir vislabākā motivācija tālāk attīstīt kohēzijas politiku, lai pašvaldības var investēt infrastruktūrā. Arī tehnoloģijas ir svarīgas, lai uzlabotu drošību. Uh, Nākamais solis noteikti būs autonomās automašīnas, bet tas vēl ir nākotnes jautājums. Bet arī jau šodien mums ir jāaizsargā um, satiksmes dalībnieki un jāiedrošina, jo īpaši jauni šoferi braukt drošāk. Arī apdrošināšanas uh, šeit var spēlēt zināmu lomu, uh, veicinot atbildīgāku rīcību. Uh, satiksmes eh, drošības jomā un stratēģijas īstenošanā līdz 2050. gadam. Eh, tur komisija var uz mums paļauties, mēs to atbalstīsim. Paldies! Thank you very much on behalf of... Paldies, un tagad uh, eh, egoja grupas vārdā Elēna Kontūrā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam steidzamības situācijā, un mūsu pienākums ir definēt ambiciozu politiku cietušo interesēs. Eh, papildus tam, ka katru gadu mēs atgādinām, ka ceļu drošība uh, eh, ir mūsu prioritāte. Šodien bojāgājušo skaits ir nedēļā 500, lai gan mūsu ceļi ir drošākie pasaulē. Tas atbilst divām avio katastrofām Eiropā. Vai arī Eh, vienas 6000 pils, iedzīvotāju pilsētas izzušanu eh, gadā. Diemžēl eh, ceļu negadījumiem nav tāda pat ietekme mūsu mēdījos ne politikā. Tas ir jāmaina. Pat ja mēs pieļaujam to, ka cilvēciskā kļūda nekad neizzudīs, tomēr ir ja, jāmēģina tuvināties mērķim, nu neviens bojāgājušais, un jāpāriet ir no vārdiem pie darbiem. Arī citas politiskās grupas norādīja, ka vēlas veidot ambiciozas politikas, bet man ir jautājums, vai viņu nodomi ir nop godīgi, jo viņi neatbalstīja mūsu rezolūciju pār ceļu satiksmes drošība. Tā būtu lieliski iespēja Eiropas parlamentam ieņemt nostāju svarīgā jautājumā un piesaistīt sabiedriskās domas uh, Uh, uzmanība, tīpaši gaidot Stokholmas konferenci. Eiropas parlamentam ir jārīkojas uh, aktīvi šajā sakarā un mēs aicinām atbalstīt mūsu nostāju, apstiprināt apņemšanos par lai, labu pasākumiem cīņā pret uh, cietušajiem vai bojāgājušiem, eh, bojāgājušo skaitu ceļu satiksmē, paredzot politikas, kas varētu būt ar politisku ietekmi, kas arī mazinātu nevienlīdzības starp dalībvalstīm ceļu drošības ziņā. Tas nozīmē, tur, kur ir vairāk manevrēšanas iespēju, arī izmantot pēdējās inovācijas, autonomos transporta līdzekļus, drošības sistēmas tāpat eh, nospraust mērķus, lai samazinātu bojāgājušos vismazāk aizsargātajās kategorijās, eh, definēt juridisko ietvaru autonomiskajam, eh, autonomajiem transporta līdzekļiem gan nacionālā, gan pārobežu līmenī. Komisāra Valjāna vairāk kārtīgi jau sacīja un atkārtoju šodien, kā viņa ir iecerējusi strādāt, lai panāktu drošākus ceļus Eiropā. Paldies viņai no visas sirds. Arī mums parlamentā ir jāprecizē prioritātes un jāstrādā ar komisiju un dalību valstīm, lai turpmāko gadu gaitā varētu veidot integrētu stratēģiju un ambiciozu reliģisko ietvaru, lai uz pusi samazinātu uh, bojāgājušo skaitu un ievainoto skaitu uz mūsu ceļiem. Paldies! Nākošais runātājs uz divām minūtēm ir Benoā Lutžens. Paldies, priekšsādātājs! Paldies, komisāri, par jūsu paziņojumu! Jūnija stratēģija paredz uz pusi samazināt eh, bojāgājušo un cietušo skaitu uz mūsu ceļiem. Tas ir lielisks mērķis, un mēs visi zinām ģimenes, kuras ir saskārušās ar šo realitāti. Bet, lai mērķi sasniegtu, ir jāpieņem vesela rinda pasākumu. Komisija vēlas pārskatīt uh, vadītāja apliecību derīgumu laiku, tāpat pārskatīt eh, ieteikumus attiecībā uz eh, ātruma ierobežojumiem, alkohola līmeņa ierobežojumiem, narkotisko vielu Eh, līmeņa ierobežojumiem, tie būtu konkrēti pasākumi, lai uzlabotu kopējo stāvokli ceļdrošībā Eiropā. Bet Eiropā pēdējos gados mēs redzam skaitļu stagnāciju ceļu drošības ziņā. Mēs redzam, ka vairākus gadus ir bijusi uzlabošanās, un šāda stagnācija nedrīkst turpināties, jo mums ir skaidri mērķi uh, nosprausti cietušo skaitu samazināšanas ziņā. Tāpat ir jāizveido labas prakses apmaiņas starp dalību valstīm. Mums ir jāprot eh, visiem kopā uzdot eh, pareizos jautājumus. Protams, infrastruktūras nav vienādas visās dalību valstīs, bet mums ir jādomā par atsevišķu pasākumu uzlabošanu dalību valstīs, lai mazinātu cietušo skaitu. Ir pārāk lielas atšķirības starp dalību valstīm ceļu satikšanā satiksmes drošības ziņā, un komisāris aicina vairāk strādāt uh, pie tā, lai mēs varētu kopīgi sagatavot uh, ieteikumus par dalību valstīm, lai uh, labā prakse varētu tikt īstenota visur un varētu uzlabot ceļu drošību viscaur Eiropā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir pusotru minūti Adriānā Maldonado Lopesam. Esiet sveicināti, paldies priekšsēdētāji komisāri pār to, kā šajā sēžu zālē mēs diskutējam par tik būtisku jautājumu. Mēs runājam par daudziem tematiem, tādiem kā ceļu drošība, kas ir ļoti būtisks ikdienas jautājums Eiropā un būtisks mūsu pilsoņiem, kā norādīja komisāri katru gadu uz Eiropas ceļiem iet bojā 25 e, tūkstoši bojā gājušo. E, uz Spānijas ceļiem 90% vairāk nekā 90% negadījumi ir cilvēki izraisīti. Mums ir jāpieno mūsu pūliņa Eiropas institūcijās un arī dalībvalstīs, un manuprāt, jaunās tehnoloģijas būtu ar ļoti nozīmīgu lomu pat izšķirīgu, jo ir jāapzinās izskatās, ka e, veidojas jauna autonomisko, autonomo automašīnu paudze. Mums ir e, tāpat jārīkojas e, ļoti gudri izmantojot jaunās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo inteliģenci, lai samazinātu uh, Eh, cilvēka kļūdas skaitu eh, ceļu satiksmes negadījumus. Tāpat arī jādomā par digitalizāciju, lai mazinātu šo lielo cietušo vai bojāgājušo skaitu. Tas ir arī izaicinājums iekšējiem tirkumam. Es domāju, ka mums ir jāspēj veidot un garantēt juridisko drošību, stiprināt investīcijas attiecīgās tehnoloģijās un sargāt pilsoņus un patērētājus saskaroties ar daudziem izaicinājumiem ceļu drošībā. Tāpēc es domāju, ka digitalizācija ir laba iespēja ceļu drošības veicināšanai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs pusotra minūte Džambātska kungs. Paldies priekšsēd. Šodien mēs redzam eh, plenāru sēžu zālē vairāk cilvēku kā parasti. Ar to jūs apsveic, komisārs Kunze. Es varu par šo jautājumu runāt pamatojoties uz personīgo pieredzi. Daudziem cilvēkiem uh, E, tā ir sveša tēma, bet ceļu satiksmes drošība nav tikai e, piesprādzēšanās vai e, neskatīšanās tālrunī pie stūres, mums ir vajadzīgi preventīvi pasākumi. Ceļu satiksmes drošība ir autovadītāju un visu ceļu satiksmes dalībnieku atbildība. Manā valstī, Bulgārijā, vairāk nekā 682 cilvēki ir uh, zaudējuši dzīvības uh, ceļu satiksmē, un uh, šeit pat uh, nav ņemti vērā uh, cilvēki, kas ir tikuši smagi ievainoti. Man valsts ir zaudējusi ceļu satiksmes negadījumos vairāk cilvēku nekā uh, valstīs, kurās notiek bruņot konflikti. Tas ir nepieņemami drošība ir eh, svarīgāka par daudziem citiem jautājumiem, par kuriem mēs runājam parlamentā. Piemēram, eh, kādai ir jābūt gurķi, kādam jābūt gurķi ieliekamam. Eh, mums ir vajadzīgas viena, vienā veida ceļa zīmes, un tas ir tikai viens no pasākumiem, kas veicams Vālijānas kundze. Mums daudz darba, jūs kā komisāre esat atbildīgi par daudziem šiem jautājumiem Eh, ir arī neloģiska šī ideja, ka eh, smagām mašīnām jāatgriežas reģistrācijas valstī. Pirms dažām minūtēm es dzirdēju kaut ko par uh, to, uh, ka uh, auto uh, negadījumu testi nav pielāgoti sieviešu vajadzībām. Nu, klausieties, es nedomāju, ka sievietes ir labāks vai sliktākas autovadītājs. Uh, Vai jūs, Džambatska kungs, Tunis kundze, zilo kartīti pieņemsiet? Jā, lūdzu. Es tikai gribēju jums jautāt, kad jūs pēdējo reizi diskutējāt Eiropas parlamentā gurķu ieliekumu? Esmu jau šeit 11 gadu un esmu neatminos šādu diskusiju. Varbūt tā ir EKR e, specialitāte vai kādēļ e, jūs par to runājat? Dārgā kolēģe! Darga kolēģe, atgādinu, ka pagājušajā sasaukumā šajā plenāra sēžu zālē mēs balsojām par eh, DNR eh, mērķu sastāvdaļām. Vai jūs to atceraties? Tā, tas nav svarīgs jautājums. Šodien apspriežamais jautājums ir daudz svarīgāks. Uh, un par eh, gurķu ieliekumu un uh, eh, dener mērču uh, eh, sastāvdaļām var jums atsvaidzināt atmiņu, bet tam nav sakara ar mūsu šodien apspriežamo jautājumu. Paldies, un tagad pusotra minūte Lukačevskas kundze. Paldies, priekšsēdas kundze. Neapšaubāmi. Ceļu satiksmes drošība ir ļoti svarīga e, sabiedriski ka tēma 2 miljonu eiropiešu, 200 miljoniem eiropiešu ir autovadītāja tiesības. Un gandrīz katrs ir ceļu satiksmes dalībnieks. Pēdējo gadu desmitgažu laikā ir vidēji trīskāršojies eh, transporta intensitāte uz Eiropas Savienības ceļiem. Daudz, kas tiek darīts, bet joprojām ir ļoti daudz uh, cilvēcīgu traģēdiju, daudz uh, bojāgājušo un Eiropas Savienībai uh, šim jautājumam ir ļoti liela nozīme. Tādēļ es priecājos, ka Eiropas komisija to ir izvirzījusi par prioritāti. Uh, Un komisāra Valjāns kundze, es eh, nešaubos, ka jūs arī esat ļoti apņēmusies strādāt pie šī jautājuma. Un kā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu, eh, cik ņemam tās vērā? Var jau būt, ka mēs ar drošības jostām esam daudz ko sasnieguši, eh, bet vai nevarētu līdzīgi būt arī ar modernajām tehnoloģijām? Daudz runātāji norādīja, ka trūcīgākajās es dalībvalstīs, kurās ir uh, vājāka infrastruktūra, uh, uh, ir daudz vairāk šādu traģēdiju. Un ceru, ka šīs jautājums atspogļosies arī daudzgad finanšu plānā. Tikai arī teica, ka apmācībām ir liela nozīme. Un nudien ja e, ļaudis netiks izglītot, ka pēc alkohola lietošanas vai narkotiku e, nedrīkst spēsties pie stūres, e, arī mūsu visjaukākie lēmumi nekādu dab, labumu nedos. Es ceru, ka mēs, ka Eiropas parlaments savus uh, solījumus šajā ziņā spēsim izpildīt, to mēs ļoti vēlamies. Paldies! Un brīvajā mikrofonā ir pieteicies viens depok Deputāta Žonsas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Šī debata ir ļoti nozīmīga. Eiropas Savienībai ir daudz jādara šajā jomā. Ceļu satiksmes drošība, daudz bojāgājušo uz ceļiem, E, e, cilvēki, kas nonāk slimnīcās un tā joprojām. Tā ir šī fenomēna tumšā puse Eiropas Savienībā. Mēs daudz kā esam jau sasnieguši, bet vēl arī daudz jādara. Es gaidu ziņojumu, kas tiks rūpīgi sagatavots, kas arī atspoguļos situāciju dažādajās dalību valstīs. Uh, jo nav noslēpums, ka lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu e, atgadās e, postkomunistiskajās valstīs, kur ir slikta infrastruktūra. Tādēļ lūdzu, komisārs kundze, netaupīsim šeit. Dalību valstīm ir vairāk naudas vajadzīgi ātrgaitas ceļiem, piemēram, Vie Karpatī, kas iet uh, ved caur Rumāniju. Pašvaldībām šī nauda ļoti labi uh, noderēs modernizēt ceļus, kur ir liels negadījums skaits. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu komisārei Valējānas kundze lūdzu. Yes, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji, godājumie deputāti. Es ar lielu. Uh, augstu novērtēju jūsu interesi un jūsu interesētību šajā tematā, un tikai kopīgi strādājot un izdarot pietiekam spiedienu uz visām interesētajām pusēm, no kuriem ir atkarīga ceļu satiksmes drošība, mēs varēsim sasniegt rezultātus. Jūs, piemēram, nosaucāt mērķus. T eh, tie notek eh, šī gada beigās un mēs tos nesam sasnieguši, bet es tomēr uzskatu, ka mērķa nospraušana ir uh, svarīgs mērķis un rīks, lai veidotu politikas. Un uh, ir tāpēc uh, liels atbalsts, lai veidotu konkrētu redzījumu nākotnē. Es pat uzskatu, ka jānosprauž ir skaidrs mērķis, no kur mēs varam vadīties savas darbībās. Un mums Eh, jūs jau visi nosaucāt skaitļus, arī es nosaucu runas sākumā skaitļus, un mums eh, jānorāda, ka neviens no šiem skaitļiem nav akceptējams, tāpat nav eh, arī šajā sakarā ir nepieciešams rīkoties, lai šo skaitļu samazinātu, un mums ir jāapņemas to, to darīt. Vairāk nevis pieminēja eh, kā gāģēju neaizsargātību vai arī citu eh, satiksmes dalībnieku neaizsargātību. Kad mēs runājam par drošību, tad pilsoņiem ir jābūt mūsu uzmanības centrā. Un ir vairāk mazaizsargātu eh, ceļlietotāju kategorijas. Tie ir velosipēdisti, gāģieģi, motociklisti, it īpaši pilsētvidē. Un arī mēs domājam par pilsētu mobilitātes paketi, lai domātu, kā uzlabot drošību pilsētā. Problēma ir tā, un mēs visi zinām, ka kategorijas saplūdinās attīstoties tehnoloģijām un, un veidojoties jauniem mobilitātes veidiem pilsētās. Uh, Eh, šāda veida riski ir augstāki, un mums jau agrīn ir jāstrādā, lai veidotu mūsu politiku, lai ņemtu vērā eh, šīs visas kategorijas, kuras sastapsies vienā telpā. Bet tā kā mēs runājam par šiem jautājumiem, es vēlos atsaukties arī uz vairāk pieminētu jautājumu, ka tehnoloģijas un digitalizācija var uzlabot ceļdrošību. Tāpat arī izskanēja autonomo eh, transporta līdzekļu jautājums, mākslīgā inteliģence, bet tas ir saistāms arī ar daudziem izaicinājumiem, jo eh, šiem transporta līdzekļiem, baidzies sadzīvot ar tradicionālajiem, un mēs jau no paša sākuma uzskatām to, ka jaunu risku ceļu drošībai. Tas ir vēl viens aspekts, par kuru mēs domājam. Es atbalstu drošas sistēmas pieju, kas ņem vērā visus elementus. Uh, ceļu drošībai. Jūs runājāt par vadītāju apliecībām. Domāju, ka 22. gadā būs e, priekšlikums šajā sakarā. Piem, tik pieminēts ātrums. Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem. Nosaukšu vēl vienu skaitli, kas ir aplēse par to, ka e, samazinājums par vienu kilometru metru vidējo ātrumu Eiropas Savienībā samazinātu nāvis gadījumu skaitu par diviem tūkstošiem gadā. Tas parāda to, ka ātrums ir svarīgs faktors. Tāpat mums ir jādomā par to, kā mēs varam sadarboties ar dalībvalstīm šajā sakarā. Mēs zinām, ka 17. gadā tika pieņemta valetas deklarācija, ka transporta ministri apņēmās samazināt ātruma ierobežojumus un tāpat analīzi pa dalībvalstīm norit, un es aicinu jūs sekot, iespējams, ka jūs jau to darāt, un um, iespējams, ka mums būs iespēja diskutēt par gadu pārskatu un statistiku, tas tiks publicēts aprīlī, un arī ziņoju, ka pēc Stokholmas konferences iespējams pat jau nākošajā dienā sanāksme TRAN komitejā, kad es varēšu jums ziņot par to, kas tika nolemts Stokholmā un kādi ir turpmākie soļi, lai stiprinātu ceļu satiksmes drošību Eiropā. Un kāpēc gan? nebūtu vadošā lomā salīdzinājumā ar citiem kontinentiem, jo mēs zinām, ka ir instrumenti, programmas Azijā, Afrikai, mēs vēlētos kļūt šajā ziņā par globālu līderi. Paldies jums par šīm debatēm, un kā vienmēr esmu jūsu rīcībā gan šī temata sakarā, gan citu tematu, lai par tiem runātu nākotnē. Paldies par uzmanību! Paldies komisārei, paldies par iedvesmojošiem vārdiem, un ar to mēs debatas beidzam. Šis sēdes protokols tiks iesniegts uh, apstiprināšanai balsojumam nākošā sēdes sākumā, un ja iebildumu nav, tad es šodienas pieņemtās rezolūcijas nosūtu attiecīgajām struktūrām personām, un līdz ar to mēs šodienas uh, sēdi beidzam un sesija izsludina pārtraukumu līdz nākošajai. Paldies! Laimīgu ceļu māju visiem!